Sāksim darbu. Buongiorno. Bon... Labu pēcpusdienu visiem. Atsākam parlamenta plenāru sesiju, kas tika pārtraukta 10. oktobrī. Pieņemto dokumentu teksti un protokols par 9. un 10. oktobri visiem izplatīt, vai ir kādi komentāri? Nē, šķiet, ka nekādu komentāru nav. Līdz ar to šos, šos protokols uzskatām par apstiprinātiem. Pāris paziņojumi no manas puses. Gribu jūs informēt, ka neesmu saņēmis nekādus pieprasījumus, par ko būtu jābalso saskaņā ar 241. panta 4. punktu. kas, un kas būtu saistīta ar 9. oktobrī notikušo plenāru sesiju. Līdz ar to attiecīgās korekcijas, kas tika izteiktas, tiek uzskatītas par apstiprināts reģionais trastafons Sīrijas krīzei. Par to tika nosūtīts dokuments, eh, no, saņems dokuments no budžeta komitejas un 9. oktobrī mm, plenāru sesijas sākumā par to tika mm, pas, mm, izteikts paziņojums. Iebildumu iesniegšanas termiņš ir iztecējis, līdz ar to tālāk kopējā nostāja ir nodota tālāk Eiropas komisijai. Sociālistu un demokrātu grupa un grupām nepiesaistītie deputāti ir mūs informējuši, ka vēlas mm, ir grozīt sastāvu delegācijās. Šos grozījumus attiecīgi iekļausim kā pielikumu šīs sanāksmes protokolam. un 240. panta otrā um, punkta sask sakarā priekšādātāja konference ir nolēmusi skatīt neatrisinātās lietas procedurālā kārtībā, un šī informācija tiks pievienota šīs sēdes protokolam. Priekšādātāja konference sanāksmē, kas notiks 16. oktobrī šogad, savukārt saskaņā ar kont un libe paustajiem apsvērumiem atbalstīja Lauras Kudurtas Kovesas izvirzīšanu um, Eiropas prokuratūras uh, vadītājs amatam, nodavus šo informāciju tālāk padomē. Mēs atbalstām Kovasī kundzes uh, attiecīgi iecelšanu. Saskaņā ar 244. pantu grozījumi kas veikti, tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja nav attiecīgs deputātu skaits sasniegts, kas kopīgi pieprasa mm, šos grozījumus nodot balsošanai. Šīs attiecīgās korekcijas tiks publicētas parlamenta mājaslapā un pievienots arī šīs sēdes protokolam. Gribu informēt tāpat parlamentu un klātesošos, ka Saskaņā ar 79. reglamentu pāntu es kopā ar padomus priekšādātāju paradi, pa, parakstīšu visus dokumentus par likumdošanas procedūru. Tas notiks ceturtdien. Parakstīšu trīs likumdošanas aktus saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un tas arī saskaņā ar 79. pantu, attiecīgi nosaukumi, šo tiesībāk nosaukumi tiks publicēti protokolā. Tālāk ņemot vērā pašreizējo situāciju ar Eiropa padomas pieņemto nostāju attiecībā uz izstāšanās vienošanos un apstiprināto vienošanās tekstu. Padoma ir nosūtījusi šo tekstu attiecīgi sampusam šo pēcpusdienu. Informāciju nodot padomēji ar attiecīgiem grozījumiem gribētu informēt, ka šodien notiks tikšanās pulkstens sešos un tiks apspriesti tālākie, tālākie procedurālie soļi kur tiks attiecīgi mm, pie, mm, pieminēts arī attiecīgās komitejas. Mm, priekš 16. oktobrī apstiprinātais darba kārtības projekts galīgā versija saskaņā ar 157. pantu ir jums visiem izplatīts un tagad par grozījumiem pirmdien. Sociālistu un demokrātu grupa ir lūgusi papildināt darba kārtību ar komisijas paziņojumu par um, seksuālās izglītības kriminalizēšanu Polijā. Tas tiktu pievienots šodien kā pēdējais skatāmais darba kārtības punkts pirms vienas minūtes uzrunām. Debats tad noslēgtos tālāk arī ar rezolūciju un balsošana notiktu novembra daļējajā plenārsesijā. Došu tālāk vārdu pārstāvim no S&D grupas, kas pamatos šo lūgumu, šo pieprasījumu. Nav neviena, kas to vēlētos darīt? Honorevole Biendron. Biendron kungs. Un nu, šeit. Ne, viņa nav zālē. E, Prezidente Irače, vole. Mm, vai jūs runāsiet priekšstādātajā čepā? Jā, vēlējos atbalstīt šo priekšlikumu, ko, ar ko nāca klējā mūsu politiskā grupa. Uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgs šis jautājums Eiropas plan, parlamentam un plenārsēdē vajadzētu šo jautājumu apspriest. Šī tēma ir ļoti nozīmīga Šai konkrētā gadījumā, kā jau teicu, runājām par seksuālas izglītības kriminalizēšanu. Domājam, ka debatas būtu vērts noturēt. Paldies! Paldies um, sociālistu un demokrātu grupas priekšādātājai. Vai ir kāds runātais, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu, lūdzu? Tak, paņem ševadničonci, jā, ķelbim šies prečīviņš. Ņemā pa... Lielas paldies, priekšādātāji. Man ir iebildumi. Biedrona kungs pats vispār nemaz nav zālē. Viņš acīm redzot vienkārši kaunās būt šeit un dāmas un kungi. Polijā šobrīd uh, tiek runāts par dokumentu, uh, kas aizliegtu zināmus um, šādas izglītības paveidus, bet pārsvarā tam visam ir konkrēts pamats, respektīvi vēlme izskaust pedofīliju, aizliegt pedofīliju. Labi, par, balsosim ar personālu balsojumu. Esam dzirdējuši par un pret, izmanto ielieciet, ievietojiet savas balsošanas kartītes, sākam balsot. Novotato nu, tutti. Vai visi ir nobalsojuši? Nu tad tādā gadījumā beidzam balsot. Pieņemts. E, passata, e... Allora, eh... Un tā tad tas nozīmē, ka šodien darba kārtībā ir iekļauts papildu punkts - komisijas paziņojums par seksuālas izglītības kriminalizēšanu Polijā. Tātad šodien pirms vienas minūtes uzrunām. Un tiks sagatavot arī rezolūcija, par ko tiks balsots novembra pirmajā plenārsesijā, jeb daļējā īsajā plenārsesijā. Tālāk Tautas partija ir pieprasījis komisijas paziņojumu par vētrām Eiropā, it īpaši ņemot vērā Spāniju un Azoru salās piedzīvoto um, orkānu. Un lūdzu tautas partijas vārdā, kurš vēlas atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies priekšādātāji savas grupas vārdā. Mm, gribu izvirzīt šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka Spānija uh, ir atkal piedzīvojusi orkānu Valencijas apgabalā. Atcerēsimies arī 15. septembra Spānijā, kad Mursijā un Amerijā, tāpat arī Alicante un Korido un citās pilsētās, kā arī Portugāles apgabalos, tika piedzīvotas milzīgas vēras, tas bija, tā bija vētra Lorenzo, nodarīja milzīgas postījumus un eh, šķiet, ka visas šīs dabas katastrofas patiešām ir savā starpā saistītas, un mēs vēlam, vēlētos, lai notiktu paziņojums par to. Morsijā bija pat seši bojā gājušie šo dabas katastrofu rezultātā. Lielas paldies, kas vēlas izteikties, lai iestātos pret šo priekšlikumu lūdzu. Priekšsēdētājs Lamberts. Negribu jūsu laiku viegli tērēt, nezinu, liek tērēt, bet nu šeit mūsu priekšā tagad ir priekšlikums apspriest divus konkrētus gadījumus, kas saistīti ar klimatu pārmaiņām. Un man šķiet, ka mums jau ir paredzētas debats mūsu darba kārtībā par klimatu pārmaiņām tā tālāk, un es domāju, mēs šobrīd jau varam paredzēt, nu tad tādā gadījumā kaut kāda veida laika posmu katrā plenāra sesijā, lai par to spriestu par klimatu pārmaiņām, vētrām tādām un šitādām. Un es gribētu tāpēc lūgt mūsu draugus no tautas partijas, uh, varbūt tādā kaismīgākā mērā mm, drīzāk atbalstīt visus mērus un pasākumus, ko mēs pieņemam, lai klimata pārmaiņas apkārtot, nevis tikai šādā veidā apspriestu divus atsevišķus notikumus. Paldies! Labi, tad sākam balsot ar personālu balsojumu par šo priekšlikumu. Sākam balsot tagad. Voto aperto. E il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to darba kārtībā ir pievienots komisijas paziņojums par vētrām Eiropā, it īpaši ir lieniem, lietiem Spānijā un orkānu, jeb vētru Azoru salās. Tālāk, tāpat arī par pirmdienu goja grupa savukārt ir pieprasījusi pievienot darba kārtībai komisijas paziņojumu par Čīles valdības represijām attiecībā uz publisko sabiedrisko mobilizāciju, stājoties pret taupības pasākumiem. Tas būtu trešais punkts šodien. Un līdz ar to darba kārtība pagarinātos līdz 2022. šovakar. Un eh, tagad lūkšu goja grupas pārstāvi izteikties eh, atbalstot šo priekšlikumu. Es domāju, daudz no mums bija lielā šokā redzot, kādu protestu tika īstenoti, tāpēc, ka tika palielinātas metro cenas Čīlē, Santiago, un valdība uz to reaģējot, noteica eh, komandantu stundu, tur nodeva valdības grožus militāristu rokās, un acīm redzot, tā mēs atceramies, nu, krietni tādas ļaunākas, tumšākas Čīles vēstures dienas, un tāpēc mēs gribētu, lai komisija nāk nāktu klajā ar paziņojumu par Čīles valdības represijām pret šiem eh, demonstrācijām un militāro spēku iesaistīšanu. Un tas varētu būt šīs pēcpusdienas trešais darba kārtības jautājums, un tiešām plenārs sēdi varētu pagarināt līdz desmitiem. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Nē. Nu tad tādā gadījumā balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot! Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Ļoti labi, beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to darba kārtība par šo punktu papildināta netiek. Tālāk grozījuma attiecībā uz otrdienu. Šodien līdz ar to darba kārtība šodien tiek pagarināta līdz 23. tik un tā, un minētie grozījumi ir apstiprināti. Tagad otrdiena. Zaļie, zaļā grupa ir ierosinājusi, ka padomu un komisija vēl atnaklēja paziņojumu par situāciju Katalānijā. Pēc tam, kad tika notiesāti katalāņu politiķi un pilsoniskā sabiedrības līderi. Tas būtu ceturtais darba kārtības punkts no rīta. Došu vārdu Lambertkungam, lai viņš prezentē šo zaļo grupas ierosinājumu. Priekšsēdētāji, pirms tika bloķēts uh, šis dokuments par uh, Katalonijas statusu, mēs um, nonācām uh, blokādas situācijā un tas rada politiskas problēmas. Vai mēs risinām politisku problēmu ar tiesu starpniecību? Mēs neuzskatām. Protams, mēs respektējam Spānijas tiesas spriedumu, bet tas katrā ziņā nedod nekādu risinājumu. Vai mēs varam atrisināt politisku problēmu ar vardarbību? Noteikti nē. Un mēs norādām jebkādu vardarbību neatkarīgi no uh, kuras puses tā nāk. Tieši tāpēc, ka mēs uzskatām, ka politiskas problēmas var izsnāt tikai ar politiskiem līdzekļiem, un mēs uzskatām, ka mūsu parlamentam būtu jākļūst par piemēru, un mums būtu miermīlīgi jādiskutē, argumentējot par situāciju vienā no dalībvalstīm, vienā no svarīgām dalībvalstīm. Nu, jūs man teiksiet noteikti, ka visas 28 dalībvalsts ir svarīgas, bet eh, es atvainojos par to, tāpēc, ka pats pārstāvu mazu dalībvalstu. Tātad mēs vēlētos miermīlīgas debates, lai mēs varētu eh, palīdzēt rast eh, politisku risinājumu, kas mūsuprāt kādā brīdī varētu parādīties. Paldies! Vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo ierosinājumu? Deputāts Moreno, lūdzu. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Paldies, priekšādātāji. Labu pēcpusdienu visiem. Mēs vēlam, vēlamies iestāties pret šādām debatēm, neuzskatām, ka ir vajadzīgs šādi, nav reāli pamatojumi šīm debatēm. Tas ir, iekš, tas ir iekšējs jautājums attiecīgajā dalībvalstī, dalībvalstī, kurā demokrātija darbojas adekvāti. Spānija ir moderna demokrātija, tā ir spēcīga, konsolidēta demokrātija un ievēro tiesiskuma principus. Tāpat arī ļoti strikti tiek sadalītas da dažādās varas. Uh, un visi spāņi skaidri zina, ka viņiem ir jāievēro likums vai arī jāstājas taisnas tiesas priekšā. Spānijas iedzīvotāji, ir īpaši politiķi, ir tie, kam ir jāievēro tiesiskums un jāievēro arī tiesu lēmumu. Un tieši tas notika arī šajā gadījumā, un tā tam jābūt jebkurā demokrātiskā sabiedrībā. Mēs zinām, ka pastāv zināma spriedze kas šobrīd vērš tieši uz Katalāniju, bet nedomājam, ka šajā parlamentā būtu šis jautājums jāapspriež. Mons Serēkons, ko jūs vēlējāties teikt? Arī es balsošu pret, pret to visu. A, ah, uno, une, uno. Es... Nē, viens izsakās par un viens pret. Bet mēs esam lielākā grupa šai parlamentā, saka runātāja. Nē, viens izsakās par, viens pret. Tālāk balsojam ar personālu balsojumu. Nē, es atvainojos, celsim rokas. Kas ir par zaļo grupas ierosinājumu? Kas ir pret šo ierosinājumu? Kas atturas? Es teiktu, ka noraidīts. Un līdz ar to darba kārtība šai ziņā paliek nemainīga martedì e no scusate scusate no io io no no no no no no no non c'è nessun check scusate Nē, nav nekādas vajadzības pēc pār, pārbaudas, balsu pārbaudas. Viss bija skaidrs. Gribētu lūgt zāles pārziņas pārliecināties, ka tie, kas eh, skatās šīs debatas no galerijas, ir apsēdušies savās vietās. Tieši toreiz saku. Lūdzu zāles pārliņus pārliecināties, ka sabiedrības pārstāv, kas ir galerijās, ieņem savas vietas un ir apsēdušies. Priekšādātāji tieši to jau es arī teicu, saka deputāts no zāles. Labi, paldies! Goja grupa savukārt ir iesniegusi pieprasījumu. Priekšsādātājs pārtrauc um, savu runu. Es, mēs, protams, viņš saka, protams, mēs varam nodot to mm, arī elektroniskai balsošanai, bet šī proporcija balsis par un pret bija pilnīgi skaidrs. Runājiet lūdzu mikrofonā, saka priekšsādātājs kādam deputātam, kas bez mikrofona runā no zāles. Priekšsādātāji, Tā viņš šķiet, ka saskaņā ar jūsu teikto šis parlaments ir nobalsojis pret to, ka nenotiek debatas, neļau, nepieļauj debatas attiecībā uz tiem vienkārši šausminošajām izdarībām, ko izteno Spānijas valdība. Es domāju, ka iedzīvotāji ir pelnījuši uzzināt par tiem mocekļiem, kas iet bojā brīvības dēļ cietumos. Nē. Kā tad jums šķiet, kā te kolēģi nobalsoja? Balsojums notika, šis priekšlikums tika noraidīts. Labi, varam pārbaudīt elektroniski, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot. Del grupo Verdi. Tātad, lūk, par zaļo grupas priekšlikumu par debatēm Katalānijā, notik, par notikumiem Katalānijā. Balsojums beidzies un priekšlikums ir noraidīts. Dubi, onore... Nu, godātais, vai jums tiešām bija šaubas? Tagad tas viss ir pilnīgi skaidrs. Nu, ne, c'erano dubbi. Bet nebija, man nebija nekādu šaubu, viss bija pārskatāms. Bet tālāk goja grupa, kā jau teicu, ir pieprasījis padomus un komisijas paziņojums par migrantu situāciju Bosnijā, tīpaši Bihačā. Un tas tiktu pievienots kā sastais darba kārtības jautājums otrdienas pēcpusdienā pēc padomus paziņojuma par pastāvu pašreizēju situāciju attiecībā uz ienākumu nodokļu informācijas izpaušanu attiecībā uz zināmiem uzņēmumiem un filiālēm un attiecīgi publisku mm, atskaitīšanos pa valstīm. Tā rezultātā plenāra sēde tiktu pagarināta līdz desmitiem vakarā. Došu vārdu Ernstas kundzei, lai viņa iestājas par šo, lai viņa prezentē šo goja grupas priekšlikumu. Paldies, godātie kolēģi! Šis nolīgums attiecas uz humāno katastrofu, kas tiek piedzīvot šobrīd Bosnijā, respektīvi bēgļu nometnē Bihačā, Bihačas tuvumā. Tas ir Bosnijas ziemeļos. Šie cilvēki cenšas saņemt atbalstu no valdības, finansiālu atbalstu, uh, tā, lai varētu vismaz nodrošināt šai bēgļu nometnē minimālos pārtikas, um, pārtikas piegādi, medi, medicīnu un tā tālāk. Bet vēl līdz šim brīdim pagaidām netiek nodrošināta nekāda veida uh, palīdzība šiem vairāk par 2000 cilvēkiem. Eiropas, pie Eiropas Savienības šī bēgļu nometne un tās eh, pārstāvji jau ir vērušies, vērsušies, un jau sarežģītā past, situācija pastāv jau kopš gada, jau veselu gadu. Arī mums parlamentā ir bijušas diskusijas par to visu, un savukārt mūsu par cilvēktiesībām atbilstīgā katastro mm, komisāri arī dzene norādījusi uz sarežģīto situāciju. Šobrīd runājam par ļoti aktuālu steidzamu palīdzību šiem cilvēkiem, un tāpēc mēs vēlamies saņemt paziņojumu no komisijas un padomas. Paldies! Vai kāds vēlas uzstāties un iestāties pret šo priekšlikumu? Lūdzu. Nu Paldies! Ārkārtīgi priecājos, ka goja grupa ir pieminējuši šo jautājumu, jo situācija nenoliedzami ir ļoti bažas raisoša un saspringta. Mēs vēlamies, lai šis jautājums tiktu risināts atbilstīgi šajā plenāra sesijā, un tāpēc mēs domājam, ka šo jautājumu efektīvāk būtu apspriest kopā ar rezolūciju, un tad mēs var, to mēs varētu darīt pēc divām nedēļām mini plenāra sesijā, tad, kad tā notiks Briselē. Tas ir mans priekšlikums, lai mēs varētu labāk sagatavoties un risināt šo jautājumu, un šķiet līdz ar to rīcība varētu būt efektīvāka. Paldies, saka priekšsādātājs. Strikas kundzei nododu šo priekšlikumu balsošanai. Darīsim to ar personālu balsojumu un sākam balsot tagad. Nu, Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to darba kārtība šai ziņā paliek nemainīga. EPA un zaļo grupa ir pieprasījusi debates par padomas un komisijas eh, paziņojumiem par eh, iestāšanās sarunas sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Kurš vēlētos zaļo vārdā izteikties pār šo priekšlikumu? Paldies, priekšsēdētāji! Eh, lēmums, kur pieņēma padome piekdien vai ceturtdien vakarā neuzsākt sarunas par iestāšanos ar eh, Maķedoniju un Albāniju, mūsuprāt, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi satraucošs signāls. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka eh, šīm valstīm ir vēlme iestāties Eiropas Savienībā Un uh, nav pareizi dot šādu signālu, ņemot vērā to, ka šīs uh, sarunas jebkurā gadījumā aizņem zinām laiku, tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu parlaments ļoti skaidri pateikt um, savu nostāju. Mums ir nepieciešams uh, daudz skaidrāk pateikt savu nostāju uh, attiecībā uz šo te padomas pieņemto lēmumu. Tāpēc uh, es vēlētos, lai parlaments rīkotos šādi. Paldies! Paldies, Lambert kungs, kurš vēlētos izteikties pret. Neviens, labi, tad balsosim, paceļot rokas, kurš pār paceļ roku. Kas pret? Akturas. Pieņemts. Tātad debates par paziņojumu par Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Tā tad uh, notiks ceturtdien, uh, trešdien un balsojums notiks ceturtdien. Tālāk augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju um, veselības aprūpes segumu tiek piedāvāta novembra pirmajai uh, sesijai. Ferēras kungs lūdzu. Jā, paldies. Jā, tiešām eh, mūsu grupa piedāvāja šīs debates eh, trešdienas vakarā par vispārēju veselības apdrošināšanas segumu. Un mēs vēlētos, lai eh, tam sekotu rezolūcija, kuru mēs varētu nobalsot novembra pirmajā sesijā. Paldies, vai kāds vēlas izteikties pret? Tātad balso, tātad kas par? pret, atturas, noraidīts priekšlikums. Un šajā punktā darba kārtība nemainās. Trešdien ID grupa pieprasīs padomus un komisijas paziņojumu par e, kristiešu vajāšanu Alžīrijā, lai tas tiktu e, pievienots e, sarunām, e, tātad e, punktam par e, um, Ziemeļa Maķedoniju un Albāniju. Kas pret. Uh, paldies, priekšsēdētāji, paldies, cienījamie uh, kolēģi. Izpostītas uh, kapsētas, uh, vardarbība pret kristiešiem vēršas plašumā, un šī situācija pieprasa, lai mēs runātu īpaši par kristiešu situāciju Alžīrijā. Mums ir nepieciešam, nepieciešams padoms un komisijas paziņojums. Paldies! Paldies, vai kāds vēlas izteikties pret? No, elura. Nē, tādā gadījumā. Balsosim personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Un darba kārtība attiecībā uz šo punktu nemainās. Tālāk ceturtdiena EPP grupa ir lūgusi debates par Ugu Ugandu un uh, priekšlikumu likumprojektam eh, noteikt eh, nāves sodu par homoseksuāliem aktiem. EPP grupas vārdā Gālerkuks lūdzu. Jā, e, tas ir steidzamības krā, kārtā risināms jautājums, citādi var notikt nelabojamais. Un mēs pārbaudījām e, vēlreiz ar e, mūsu pārstāvjumu galvaspilsētā, un šajā brīdī Ugandas valdībai uh, ir nodoms atjaunot šo likumu, neatjaunot šo likumdošanu, kur gan ir bijusi iepriekš spēkā. Tādēļ, e, nu, šis jautājums varbūt nebūtu steidzami jādebatē, un ja mēs galu galā diskutēsim par lietām, kas nav viņu darba kārtībā, tad radīsies iespējas, ka mēs kaut kādā veidā um, panāksim pilnīgi pretēju efektu. Tā kā Būsim uh, modri, skatīsimies, kas varētu notikt, nā, kādi notikumi pavērsienu mūs sagaida nākotnē, bet pašlaik tas nav steidzami. Uh, paldies, kurš vēlētos izteikties uh, pret paldies. Jā, protams, ka es saprotu EPP grupas argumentāciju, jo gal galā viņi paši piedāvāja šo punktu. Mēs saprotam, ka virsraksts pats par sevi vairs it kā nav pareizs, bet ja mēs to izmainītu un piemērotu esošai situācijai ar LGBTI personu stāvokli Ugandā, tas tomēr būtu iekļaujams darba kārtībā. Labi, e, tādā gadījumā balsosim paceļot rokas. Kas par? Kas tātad par jūsu priekšlikumu? Kas pret? atturas. Pārbaudīsim. Personāla balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam. Noraidīts.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 I'll do it. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar 112. punktu es eh, gribētu bija gaidāms balsojumu pārcelt no ceturtdienas uz trešdienu, jo ir nepieciešams kvalificētais vairākums, lai to varētu pieņemt. Vai kāds būtu pret šo priekšlikumu? Eh, runājot eh, par kompromisa priekšlikumu, abi iebildumi ir ļoti tehniski, un es domāju, ka mēs labprāt vēlētos vairāk laika veltīt, lai varētu apspriest to ar ekspertiem. Bet ir taisnība, ka ir vajadzīgs kvalificētais vairākums, tādēļ piekrīt pārcelšanai uz trešdienu. Un tomēr. Attiecībā uz jautājumu par chromu mums nav vajadzīgs kvalificētais vairākums. Ja, tā, ja mēs to neaiztiekam, tad mēs varētu piekrist. Torvald kungs, vai jūs varētu paskaidrot, vai jūs piekrītat? Torvald kungs, lūdzu. Tor, Torvalds, scusi, è d'accordo o no? Tārvaldkungs, jūs piekrītat? Piekrītat. Labi. Tādā gadījumā Līzes kunga priekšlikumu liekam uz balsošanu, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad viens no abiem tiks pārcelts uz uh, trešdienu. EKR er, eh, grupa lūdza, lai eh, mutiskais jautājums par iekšējā tirgus funkcionēšanu tiktu uh, iekļauts darba kārtībā. Tādēļ lūdzu Zlatovskungam paskaidrot EKR er grupas priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētāji! Iepriekšējā sasaukuma laikā Eiropas parlaments pieņēma mobilitātes pakotni, izmainot sākotnējo eh, komisijas priekšlikumu. Pašlaik norisinās trilogi, un šīs sarunas notiek bez nekādiem mm, nepieņemot nekādas normas, kas varētu ietekmēt iekšējā tirgus attīstību attīstību, nav eh, skaidrs, kādu eh, ietekmi tas viss atstās uz iekšējo tirgu, uz cenām un tā tālāk, jo šāda ietekme noteikti būs. Un tāpēc mēs vēlētos, lai tiktu veikts mobilitātes pakotnes ietekmes izvērtējums. Paldies! Vai kāds vēlētos izteikties pret? Jā, paldies. Debats par mobilitātes pakotni ir bijušas visai uh, pretrunīgas un ilgušas vairākus gadus, un jautājums joprojām ir pretrunīgs gan padomē, gan parlamentā. Bet uh, abi balsojumi vadošajā komitejā, kas ir uh, m, transporta komiteja, mēs nolēmām sākt trialogus ar uh, padomi un nevajadzētu vilkt šo procesu garumā. Trialogā komisija skaidri norādījusi, ka radīs atbildes uz jautājumiem, kas ir EKR grupai un uh, citiem kolēģiem, un tieši tādēļ es nedomāju, ka mums šodien ir nepieciešams debats, un tas uh, neatrisinās neko. Un mums būtu jāturpina uh, debates. Paceļot rokas, uh, kas ir par Zlatovsku priekšlikumu? Kas par pret? Atturs. Mm, šķiet, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Darba kārtība šajā punktā nemainās. Nē, es gribētu personāla balsojumu. Vai jūs vēlējāties par reglamentu izteikties? 12. oktobrī Saskaņā ar 157. 158. punktu. Ervīna Kalafa uh, gāja bojā. Mm, viņa bija uh, cilvēktiesību um, aktīviste un aizsargā un cīnījās par mieru un uh, pastāv aiz aizdomas, ka viņas bojāja auto avārijā nebija nejauša, ka to ir organizējuši um, alžīriešu teroristi, kāda alžīriešu terorista grupa, kuru. Uh, kurai sakara ar sīriešu teroristiem un um, Tā kā es vēlējos eh, likt priekšā izskatīt šo jautājumu. Es domāju, ka šis parlaments vispār attiecībā uz Turciju ir eh, nu, ieņēmis tādu diezgan bezobainu nostāju. Labi, pārbaudīsim šādu iespēju un es jūs par to informēšu. Tātad tik tālu par uh, mūsu darba kārtību. Un uh, pārējām pie šīs dienas darba kārtības izskatīšanas, un uh, pirmais jautājums ir komisijas paziņojums par Tomas Kukas grupas bankrota sekām. To, uh... Vai es varētu lūgt uh, deputāts uh, doties ārpus zāles, lai turpinātu diskusijas, jo mums ir jāatsāk darbs pēc, uh, tam, kad esam, pēc tam, kad esam pieņēmuši darbu kārtību. Arvoisat kollegat, nyt äh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen. Cienījamie kolēģi, Kā pirmais punkts mūsu šāsdienas darba kārtībā ir komisijas paziņojums par Tomas Kuk grupu bankrota sakām. Pirms mēs sākam diskusijas, es vēlētos teikt, ka ir iespējams uh, ar pieteikties zilās kartītes procedūrai vai nu paceļot kartīti vai arī elektroniski. Tātad jums ir nepieciešams tādā gadījumā balsošanas kartītes, ja vēlaties uzdot jautājumus. Ja vēlaties izmantot šo iespēju, ja vēlaties pieteikties uz brīvā mikrofona procedūru, tad varat to darīt jau šobrīd. Un eh, tiklīdz eh, komisāra būs pabeigusi savu uzstāšano, uzstāšanos, varēsiet eh, izmantot zilās kartītes procedūru. Lai arī šobrīd nav klusums zālē, es tomēr vēlētos dot vārdu Taisens kundzei. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti! Komisija uh, ļoti satrauc nesenais eh, Tomas Kuk bankrots. Tūrisms ir ārkārtīgi svarīga ekonomiskā aktivitāte Eiropas Savienībai. Tieši un netieši uh, turismas dod 10% no IKP un nodarbina vairāk nekā 25 miljonus iedzīvotāju. Tas ir 11% no kopējā nodarbināto skaita Eiropā. Dažos reģionos eh, turisms ir galvenā ekonomiskā aktivitāte. Turisma sektors ir cieši saistīts arī ar citām ekonomiskajām aktivitātēm. Viens eiro pievienotās vērtības turismā dod 56 centus eh, pievienotās vērtības tālāk ķēdē. Un šajā sektorā ir ne tikai lielie spēlētāji. No 2,5 miljoniem eh, uzņēmumi, kas darbojas turismā. 90% ir mazie un vidēji uzņēmumi. Un eh, šie faktori kopumā eh, noved pie tā, ka turisma nozara ir ļoti uh, sarežģīta un ir savstarpēji saistīta arī citām ekonomiskās aktivitātes jomām. Diemžēl Tomas Kuk uh, bankrots to lieliski parāda. Tas jau atkal pierāda, ka turismam un uh, ceļošanas nozarei ir nepieciešama citāda integrēta pieeja, izmantojot visas Eiropas uh, politikas jomas. Mēs cenšamies izvērtēt ietekmi, ņemot vērā uh, to, cik lielā mērā tas ietekmējis uzņēmums, uh, ceļotājus un citus, un cenšamies arī sniegt informāciju par Eiropas līmeņa atbalstu. Eiropas instrumenti ir pieejami un ir dažādas politiskās jomas, kurs eh, var mobilizēties un sniegt atbalstu dalībvalstiem. Vispirms mums ir jācenšas novērst negatīvo ietekmi, eh, kādu tas atstājas uz cilvēkiem, kas zaudējuši darbu. Eiropas globalizācijas pievienošanās fonds ir eh, spēcīgs piemērs tam, kā mēs varam izmantot Eiropas solidaritāti. Tas dod atbalstu atlaistiem darbiniekiem, lai viņi varētu atrast jaunu darbu, vēl papildus tam, ko piedāvā um, ehm, bezdarba, uh, jeb darba biržas. Uh, Komisija ir gatava palīdzēt attiecīgajām dalībvalstīm. Turklāt Eiropas eh, sociālais fonds var sniegt atbalstu dažādiem pasākumiem, lai uh, apmācītu uh, šos cilvēkus, kas zaudējuši darbu. Citi kohēzijas politikas instrumenti var palīdzēt uh, reģioniem, kurus uh, tas skārs, un tas var palīdzēt Uh, reģioniem, kur piedzīvo industriālo pārēju, globalizāciju, dekarbonizāciju vai saskaras ar dabas katastrofām, kā arī reģioniem, kuriem ir nepieciešams diversificēt savu uh, darbību, lai nebūtu uh, pārāk atkarīgi no turismu sektora. Šī fonda atbalsts ir pieejams caur reģionāliem kontaktu iestādēm. Un treškārt, Eiropas uh, valsts atbalsta noteikumi ļauj valstīm diezgan fleksibli izmantot uh, līdzekļus, lai palīdzētu neparedzētos gadījumos, jo īpaši dalībvalsts var izmantot šo atbalstu, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās. Protams, ik viens atbalsts, ik viena atbalsta schēma ir jāizniec komisijai, kas to apstiprina. Uh, Ceturkārt, kas attiec uz ceļotāju tiesībām, tad direktīva par pakotnes eh, ceļojumiem uzliek pienākumu tūroperatoriem eh, nodrošināt eh, attiecīgu bankrota aizsardzību, lai šie cilvēki varētu atgriezties tajā vietā, no kuras viņi ir uzsākuši šo ceļojumu. Un tas attiecīgi tiek sniegts bez maksas. Repatriācija ir eh, lieliski darbojusies attiecībā uz visiem Tomas Kuka ceļotājiem. Komisija šobrīd izvērtē, kā dalībās transponējušas eh, direktīvu par pakotnes ceļojumiem, jo īpašu uzmanību pievēršot eh, tam, cik efektīvi darbojas aizsardzība pret bankrotu. Mēs informēsim padomi un, protams, Eiropas parlamentu līdz 2020. 21. gada janvārim. Uh, Eh, cienījamie deputāti, vēlos arī atgādināt par mūsu piedāvāto priekšlikumu pārskatīt regulu par pasažieru tiesībām 261.2001. Eh, Ar to mēs ceram uzlabot efektivitāti un nostiprināt pasažieru tiesības, labāk ņemot vērā finansiālās kapacitātes, kādas ir avio pārvadātājiem. Šis priešlikums, kas šobrīd ir tikai starp institucionālajā procedūrā, nenosaka specifiskus noteikumus attiecībā uz avio kompāniju bankrotu, bet uh, komisija ir piedāvājusi virkni eh, tā dēvēto mīksto uh, pasākumu. Uh, Ir instrumenti, kas ļauj um, cīnīties pret negatīvām sākām, piemēram, sniegt uh, attiecīgas kompensācijas uh, pasažieriem. Un dalībvalstu iestādes ir aktīvi iesaistījušās, lai nodrošinātu uh, pasažieru atgriešanos mājās. Bet komisija, protams, uh, apzinās to, ar kādām grūtībām saskars pasažieri, gadījumā, ja aviokompānija bankrotē. Un nesenās pieredzes gaismā komisija šobrīd izskata iespējas, lai uh, uzlabot šo 2013. gada komunikē attiecībā uz aviokompāniju bankrotu. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Paldies, komisārs Konze! Un tagad vārds. Um, deputātiem, kas uzstāsies politisko grupu vārdā. Vispirms EPP vārdā. Uz divām minūtēm vārds Estāras uh, eh, Feragūtas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien uh, esam sanākuši šeit, lai diskutētu par šo problēmu, lai mēs pārdomātu, kas notiek tādā gadījumā, kad bankrotē uzņēmums, kas ir pārdzīvojis eh, divus pasaules kārš, nav izturējis eh, šo spriedzi, kas radās eh, Brexit ietekmē. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uh, nopietni pārdomāt notikušo, jo runa ir par milzīgu uzņēmumu, kuram bija tik daudz aģentūru. Uh, lielākā daļa no tām, protams, darbojās uh, apvienotajā karalistē, bet arī Baleāru salās, Katalonijā un citvietā. Tad tie ir arī reģioni, kur, kurus visvairāk skāris šī uzņēmuma bankrots un tās sēkas. Uh, Daudzi pasažieri šobrīd atrodas šajos minētajos reģionos, un es vēlos teikt, ka tas rada problēmas ne tikai mm, viesnīcām, bet turismu nozarei kā tādai. Tāpēc e, parlamentam ir jāuzsāk nopietnas pārdomas par turismu kā tādu. Šai nozarei ir nepieciešama Eiropas mēroga stratēģija, lai tiktu galā ar digitalizācijas izaicinājumiem, kas ārkārtīgi ietekmē turismu nozari. Turisma īpatsvars Eiropas ekonomikā ir milzīgs, un tāpēc mums ir jādomā par to, kā sagatavot Eiropas Savienību, lai tā tiktu galā ar iespējamu lielu uzņēmumu bankrotu un to izraisītajām sakām, kas ir ļoti dažādas. Mums ir jādomā arī par uh, patērētāju tiesībām. Uh, Nav bijis pietiekami daudz koordinācijas šajā jomā. Manas eh, pārstāvētajā reģionā tas redzams jau īpaši labi. Mums ir jādomā arī par to, kā mēs varētu mobilizēt uh, globalizācijas pielāgošanās fonda un citu uh, fondu līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras tik nopietni skārs uh, šis notikums un uh, saks, kāds tas astājas turismu nozara. Paldies! Paldies, Estaras Feraguts uh, kundzei, un tagad es un D grupas vārdā vārds Šaldemāzes kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājiem! Arī es Vēlos paust savu uh, atbalstu un solidaritāti tiem cilvēkiem, <clears throat> kurus skārs uh, Tomas Kuka bankrots šā gada septembrī. Gadu desmitiem Tomas Kuka bija milzīgs uzņēmums, kas uh, pārvadāja pasažierus visā Eiropā. Un šī uzņēmuma bankrots mums visiem parāda, ka, ja mēs neīstenojam nepieciešamos pasākums, lai aizsargātu strādājošos un patērētājs, mēs saskaramies ar milzīgām problēmām. Tas sakāms par daudziem uzņēmumiem. Es jo īpaši domāju arī um, avio pārvadātājus. Jau 32 pēdējo gadu laikā ir bankrotējuši. Tātad spēkā sošā likumdošana nav pietiekama. Mēs cenšamies likt plāksters, bet mums ir nepieciešama cita pasākuma, mums ir jāuzlabo likumdošana šajā jomā. Nepieciešama vispārēja piekļuve atbalstam, un mums ir jānodrošina pienācīgi apstākļi mūsu avio pārvadātājiem. Uh, Es ceru, ka mums izdosies pieņemt nepieciešamo likumdošanu ne tikai, lai palīdzētu tiem, kas cietuši no Tomas Cook uh, bankrota, bet arī, uh, lai palīdzētu nākotnē. Ir ārkārtīgi satraucoši, ka mēs jau esam nākuši klajā ar priekšlikumiem šajā jomā, bet uh, padomu neko nedara. Tāpēc būtu jārīkojas straujāk. Mums ir jāliek uzsvars Eiropas līmenī uz pasākumiem, kas jāīsteno bankrota gadījumā, jo īpaši tad, ja runa ir par uzņēmumiem, kuros strādā tik liels skaits darbinieku. Tātad mums ir jācieš labāk aizsargāt strādājošos un pasažierus Eiropā. Paldies! Lielas paldies šāda mazas kundzei! Lielas paldies, saka priekšādātāji! Nākamais runātājs - Bauza Dies no Renew Europe grupas lūdzījums vārds. Lielas paldies priekšādātāji! Iesākumā gribētu vērst komisijas uzmanību uz faktus, ka šīs debatas neatiecas tikai un vienīgi uz Tomas Kuku bankratu, bet konkrētāk te vēlamies runāt par ietekmi, ko šīs kompānijas bankrots ir radījis. Uz ietekmi, ko izjūt reģioni, piemēram, Spānijā, Kanāriju salās un daudz kur citur un faktiski tās ir sekas ļoti nevērīgai rīcībai no tādu uzņēmums puses, kas faktiski jau ilgi pirms bankrota zināja, ka viņi slēgs savas durvis, un mēs vēlamies iestāties par tiem tūkstošiem turistu, uh, kas faktiski visas cerības lika uz, eh, nu, lūk, šādu gadam, gadā saplānot ap, atvaļinājumu uz brīvdienām, un viņiem neizdevās savlaicīgi un ierast atgriezties mājās vai doties prom, un viņi ir pelnījuši kompensāciju par visiem šiem zaudējumiem. Tāpat arī uzņēmuma darbinieki nezina un nezināja, kas ar viņiem notiks. Viņi uzzināja par to divos naktī Un tāpat laikā viņu vidū ir ļoti daudz izcilu profesionāļu, eksperti, un daudzi turpināja darbu arī pēc uzņēmuma bankrota, zinot, ka algu par šo darbu neseņems jo viņiem vienkārši bija tāda pārliecība, ka viņiem šie pienākumi jāturpina pildīt un jāpalīdz cilvēkiem. Tāpēc mēs gribētu būt tā balss, kas iestājas par visiem šiem cilvēkiem šais turistu galamērķos, um, kas, protams, ir ciešā mērā saistīta arī ar nākamo turismu sezonu. Ir jādurgs vairāk nekā tikai jārunā. Mums, mūsu grupas vārdos, liberā, vārdā, liberāļu grupas vārdā, es gribētu jums prasīt pārliecināties, ka šie cilvēki nepaliek novērtā, ka mums jāpalīdz jāpārliecinās, ka šāda situācija nekad nākotnē neatkārtos un tiek spērti konkrēti soļi, lai pārliecinātos, ka nekas tāds vairs nenotiek, tātad profilaktiski. Un savukārt sava reģiona vārdā gribu teikt, lūko. Es savu laiku šajā reģionā strādāju un toreiz biju, pār, biju pie tās, tajā darba komandā, kas strādāja pie tādas politikas izstrādes, ka šāda veida situācijas ierobežo un apkaro. Un arī tagad mums jārīkojas strauji un pārliecinoši. Jūs ļoti labi zināt, kas mums jādara, lai nākotne būtu labāka. Lielas paldies, saka priekšādātāja Bauza Dieza kungam un nākamais runātājs zaļo grupas vārdā. Katerīna Roveta, lūdzu. Well, lai tūkstošiem atvaļinājumā braucēju palika savos galamērķos, 20 tūkstoši iedzīvotāji zaudēja darbus, un savukārt elites pārstāvi gan um, peldējās taukos. Viens otrs bija risku fo ierobežošanas fondu menedžeri, finanšu spekulāciju eksperti un tā tālāk. Divi uzņēmumi šai gadījumā bija tie, kas bija ieguvēji. Viņi faktiski 200 miljonu mārciņu saņēma tad, kad eh, Tomas Kuks nogrima. Un tie tiešām bija tādi kapitālistu maitulijas kas tikai investēja savos finanšu produktos un saņēma naudu tajā brīdī, kad uzņēmums bankrotēja. Un tā tas bija tieši šajā gadījumā. Bet, nu, pa, ņemot, pa, paskatoties vēl sānus no šī kapitālisma perversās izpausmes, paskatīsimies uz to, kā tad Domas Kuks vispār nonāca pie šīs situācijas. Uzņēmums teica, ka, lūk, esot bijuši karstuma viļņi un esot bijusi tāda nedrošība par Brexit un tie esot bijuši tie faktori, kas esot noveduši pie uzņēmuma sabrukuma. Nu, tad, tad, lūk, divi problemātiskākie jautājumi - klimata pārmaiņas un Brexit bija tie, kas nospēlēja zināmu lomu šai procesā. Un tieši, tieši viņu pašu zemcenu lidojumi ir tie, kas piesārņo atmosfēru savukārt. Un tad, lūk, līdz ar to šie populārie galamērķi Eiropā pamazām kļūst par nebaudāmiem karstākajā atvaļinājuma laikā, jo tur sabrauc pārāk daudz cilvēku. Tā vietā, lai, piemēram, apkarotu klimata pārmaiņas un piedāvātu dažādus atvaļinājumu veidus, eh, lai piedāvātu atvaļinājumu uz vietas vai atvaļinājumu nelidojot, viņi pilnīgi to visu ignorēja. Tādā veidā zaudējot darba vietas, gal galā ir jāatbilstīgi jāizteno arī pārēju uz daudz drošāku nākotni arī ceļošanas ziņā. Paldies! Um, edustaja Rowett Liels paldies Rovets kundzei. Nākamais runātājs. Paldies par jūsu piezīmēm. Tātad vēlreiz nākamais runātājs. Nē, es atvainojos, jums vēl uzdot zilās kartītes jautājumu. To jums vēl uzdot deputāts Longvārds. Vai jūs piekrītat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Jā, ja? Rovets kundze. Teillä on puoli minuuttia, edustaja. Olkaa hyvä. Jā, piekrīt šim zilās kartītes jautājumam, lūdzu. Es Rovets kundzei gribēju vaicāt, kāda veida empiriski pierādīja viņai ar tam, ka zemcena no aviolīnijas ir tās, kas īpaši ietekmē klimatu pārmaiņas. Un otrs jautājums, kāpēc jūs vēlties atņemt iedzīvotājiem šādas iespējas, un tas attiec tieši uz tiem, kas var atļauties vismazāk, tādējādi aizliedzot šāda veida, nu, es nezinu, biļets acīmredzot pārdot. Uh, Zemcena no aviolīnijas nepietiekami adekvāti mm, lēš savu ietekmi, respektīvi aviācijas ietekmi uz klimatu pārmaiņu. Un tieši zemcenu avio sabiedrības ir tās, kas mudina visvairāk pārvietoties tieši lidojot, un tas pasliktina klimatu krīzi. Es neierosinu šai gadījumā aizliegt brīvdienas vai kaut ko tam līdzīgu vai atvaļinājums. Nē, es piedāvāju izmantot atbilstīgus transporta līdzekļus, kas būtu pieejami cenā un kas nepasliktinātu klimatu un neradītu tālākus um, atmosfēras piesārņojumu. No niin, sitten voimme siirtyä puheenvuorolistalla eteenpäin. Lielas paldies! Tālāk nākamais runātājs EKR grupas vārdā Bukhaita kungs. Lūdzu, atmais īda grupas vārdā. Paldies iemesls, kāpēc eh, Mm, atcerēsimies, ka Tomas Kukas faktiski 73 gadus ir eksistējis, un iemesli šim bankrotam vēl nav pilnībā noskaidroti, bet sakas gan izjūt visi. Te runājam par 22 tūkstošiem mm, zaudētu darba vietu, ārkārtīgi daudz, īpaši, piemēram, Grieķijā zaudējumu šai gadījumā. Un, dāmas un kungi, jūs piedzīvojat to, ka un nu pat jau kolēģi par to runāja, ka te visi nodarbojas ar tādām ragunu eh, medībām. Nu, saka, lūk, tagad klimata pārmaiņu apkarošanas vārdā tiek sodīti mm, arī uzņēmumi, to starp turisma jomā. Tā, domāju, ka līdzīgi tas notiks arī citos sektoros, un te es, piemēram, domāju par Bavāriju un par autobūvas nozari. Arī šajā gadījumā šī nozara sastapsies ar grūtībām tieši šādu saspilētu ambīciju dēļ. Un te nu man jāvaicā, vai šīs raganu medības šeit, Eiropas parlamentā, mūsu pašu vidū tiešām ir vajadzīgs, vai nav tā, ka mums vajadzētu drīzāk pārliecināties, lai tādas situācijas neatkārtotos. Mums jāpārliecinās, ka ceļotāji tiek aizsargāti vismaz no tiesību aktiem un nesaņem tālāku slogu uz saviem pleciem ar visu šo Eiropas zaļo kursu, par ko te tiek runāts un tā tālāk, jo tādā veidā mēs pieliksim punktu visiem šādiem uz Eiropas uzņēmumiem, un tas gal galā beigu beigās nebūs palīdzīgi, jo nebūs tā, ka, jo nebūs arī konkurences vairs šajā nišā. Un noslēgumā gribētu vēl teikt, ka turisma reģionams e, mums ir jāatbalsta šais grūne, grūtajos laikos, un nevis jārīkojas tā, kā te izteicās mūsu zaļo grupas pārstāve. Kītos, edustaja Buh. Lielas paldies Bukaita kungam. Tālāk. EKR grupas vārdā uzstāsies deputāts Zlatovski. Lielas paldies priekšādātāji. Tomas Kuka bankrots tiešām bija ļoti skumjas ziņas. Ne tikai simtiem tūkstošu cilvēkiem, kas bija devušies atvaļinājumos, bet, protams, visai turisma aģentūrai kopumā. Eiropas Savienībā. Jo tiek lēsts, ka, piemēram, viesnīcu jomā daudz uzņēmumi Grieķijā, Spānijā un citur, kas sadarbojās ar Tomas Kuku, tagad tiks pakļauti grūtībām. Un kaitējumu izjutīs uz saviem pleciem visas valstis, tiešā vai netiešā veidā. Tas attiec arī uz manu valstu Poliju, jo simt tūkstošiem cilvēku nācās ciest no šī bankrota, tāpēc, ka viņiem nācās atvaļinājumu pārtraukt un tā tālāk. Te gribu vaicāt komisārai, vai tas ir tikai tāds viens atsevišķi incidents, jeb vai nav tā, ka tas ir faktiski tāds krīzes sākums turisma sektorā kā tādā? Vai tas ir tāds atsevišķi incidents? Jo Tomas Kūka gadījumā, piemēram, bija, nu, nezinu, vai tur var vainot sliktu pārvaldību, ja varbūt tiešām mums ir jārēķinās ar zināmu krīzes turisma reģionā, kas pieņemsies plašumā. Un es gribu te vaicāt, vai komisija ir izvērtējuši šo situāciju, at, raugoties no šāda skatu punkta. Paldies! Kītos ir uz. Lies paldies, saka priekšādātājs Lotovska kungam. Tālāk. Goe grupas vārdā došu vārdu deputātai Elenai Kontūrai, lūdzu. Lielas paldies! transporta un turisma sektors ir pie, šobrīd piedzīvo, ir, es atvainojos, ir ļoti spēcīgs valsts Eiropas ekonomikā. Vairāk par 10% no Eiropas IKP tiek gūti pateicoties tieši šim sektoram. Un tas tiešām ir cieši sasaistīts arī virkni citiem sektoriem. Šis eh, sektors ir svarīgs reģioniem, salu reģioniem, kam faktiski nav nemaz citu izaugsmas avotu. Un mums šobrīd nav nekādu mehānismu, kas ļautu atbalstīt vietējo sabiedrību un darba vietu šai jomā. Nav atbalsta mehānismu, piemēram, arī, lai saglābtu Eiropas turisma reputāciju, jo šīs negatīvās sekas izjūt pilnīgi visi, un tas ir bijis ļoti redzams. Eiropa gal galā ir vispopulārākais turisma galamērķis pasaulē. Tas faktiski ir ceturtais arī lielākais sektors eh, importa jomā. Uh, Nu, bet kā tad, lai, kurš tad vēl atbalstīs šo sektoru, ja ne Eiropas Savienība? Mēs nevaram atļauties vienkārši noskatīties uz šāda veida krīzi, kas skar visas turisma aktivitātes visos reģionos Eiropā. Mūsu rīcībā ir tikai direktīva par repatriēšanu, nu, tā gadījumā, kad turisti dodas ceļā, izmantojot šos pakotnes ceļojumus, bet tāpat laikā koordinācijas pietrūkst, trūkst kritēriju sadarbības nacionālā līmenī. Tomas Kuk bankrots nav vienīgais izaicinājums un problēma jautājums, ar ko sastopas turisms ilgspējības jomā. Mēs vienlaikus piedzīvam arī klimata pārmaiņu pasliktināšanos, laika apstākļi pasliktinās, pieaug arī drošības draudu daudz kur, un tie ir jau un tāpat laikā vienlaikus jā, jārespektē arī cilvēktiesības, es runāju par bēgļiem. Tāpēc mēs gribētu lūgt komisiju spēcināt tiesību aktus, kas aizsargā ceļotāju tiesības, um, piemēram, neparedzētu notikumu gadījumā. Mums šai gadījumā tiešām ir vajadzīgs Eiropas mehānisms, kas ļautu pārvaldīt krīzes turismu sektorā, kas palīdzētu vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrībai, uzņēmumiem, un Eiropa joprojām varētu būt pazīstamākais galamērķis um, pasaulē. Lies paldies, saka priekšsēdētāji, nākamais runātājs. Es atvainojos, jūs runājāt divas minūtes un nevis pusotru minūtu, kā tas bija paredzēts, kontūrs kundze. Nu, tālāk došu vārdu Kola Kušiča kundam, kas savukārt nav grupām piesaistīts deputāts. Lies paldies priekšādētāji! Es gribu runāt par situāciju Horvātijā pēdējos astoņus gadus. Tur tik nodarīti miljoniem mm, eiro zaudējumi. Un tieši turisma dēļ, un tur piedzīvoja milzīgas problēmas. Tomas Kuks, protams, ir viena milzīga problēma, bet šobrīd izskatās tā, ka katra dalībvalsts cenšas ar pašiem saviem kaut kādiem uh, tiesību aktiem risināt šādus potenciālu bankrotu gadījumus. Tāpat laikā runa šeit ir par tādu multinacionālu koncernu, un tas tiešām noved pie lielām problēmām. Šeit runājam par tādu koncernu, kas darbojas ļoti daudzās valstīs. Un Protams, varam uzmanīgi sakot līdz notikumiem, bet ko varam darīt, tas, kas faktiski tiek piedzīvots, tiešām ir ārpus katras kritikas. Un neko nevaram izdomāt, kā viņiem palīdzēt. Tas nav atbilstīgi. Nē, šie cilvēki, kas zaudējuši darbu, um, atvaļinājumos aizbraukušie, kas netiek atpakaļ uzņēmumi un tā tālāk, tur ir, um, te ir kaut kas jādara krietni vairāk. Kītus, edustaja Kolakus. Lielas paldies Kolakušiča kungam. Nākamais. Tālāk runās eh, deputāti, kas neuzstājas grupu vārdā, bet pašu savārdā. Pirmā no tām ir Klaudija Monteiro de Aguiar, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Un paldies arī komisārs kundze jums, kas esat klāt. Ārkārtīgi priecājos, ka mums ir iespēja apspriest šo ļoti nozīmīgo tēmu šeit Eiropas parlamentā. Transporta komitejā vairāk kā vienreiz vien ir runājis par to, cik milzīgi problēma jautājumi pastāv turismu sektorā. Un par visiem šiem aspektiem esam sprieduši. Mums jāpārliecinās, ka turisma spektors, spē, sektors spēj pretoties eh, problēmām, kas saistītas, piemēram, ar digitalizācijas ēru un cita veida lietām. Un tieši tas ir, un šie jautājumi ir aktuāli pilnīgi visās dalību valstīs. Tāpat arī vēlamies palīdzēt atbalstīt eh, tos, kas vēlas apmeklēt Eiropas Savienību kā turismu galamērķi. Bet Tomas Kuk bankrots lielā mērā ir saistīts arī ar kopējo uh, ietekmi, ko šais mainīgajos laikos izjūt turismu sektors. Ietekmi īpaši šai gadījumā izjūta Spānija, Portugāle, eh, Madeira, Algarve, mēs to piedzīvojām. Un mēs arī labi zinām, ka šī ietekme nebūtu vēl nav noslēgusies, tā turpināsies. Un tieši tāpēc mums ir jāspēj pārskatīt tas, Kā veidojam atbalsta mehānismus MVU šai nozarē? Kā veidojam atbalsta mehānismus patērētājiem? Kā aizstāvam pasažieru tiesības? Ir tīpaši, piemēram, lūk šādu bankratu gadījumos. Tāpat arī jādomā par to, kā šāda veida incidenti varētu tikt novērsti sektorā nākotnē. Protams, ka ietekmēt, ietekmēt ļoti daudz galamērķi, un e- Eiropas Savienība te bija lielākā cietēja. Liels paldies, saka priekšsēdētāja Monteiro Dāgi Jāras kundzei. Un nākamais runātājs - Danielsona kungs, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ļoti žēl, kā Tomas Kuks piedzīvoja um, bankrotu. Uh, Pāri par 600 tūkstošiem turistu palika iesprūduši savos galvmērķos, nevarot atgriezties mājās. Vairāk par 20 tūkstošiem darbinieku zaudēja darbu. Un Eiropas Savienība šeit um, ir centusies um, atrisināt problēmas ar pasažieru tiesībām un tā tālāk. Pasažieru tiesības daudz maz ir sakārtots Eiropas Savienībā, bet uh, šķiet, ka trūkst zināšanu par to, kas notiek ar darbiniekiem, kas šādā veidā masveidā zaudē darbu, kas notiek ar viņu pensijām, kas par viņiem parūpēsies. Ir ļoti svarīgi garantēt arī eh, šādu eh, darbinieku eh, tiesības. Nevajadzētu pieļaut, lai no šādiem bankrotiem ciestu nodarbinātie. Paldies, Danielson kungs, un nākošā mm, Harantsovs kundze. Jā, protams, ka e, šis bankrots ietekmē visu Eiropu. Vairāk kā pusmiljons eiropiešu nevarēja atgriezties mājās. Svarīgi ir uh, izmaksāt attiecīgus garantētās kompensācijas. Uh, manā valstī uh, Tomas Kuk pazīst kā Nekermans, uh, un uh, viņiem ir uh, īpaša apdrošināšana, uh, kas uh, palīdzēs uh, sekt attiecīgos izdevumus, un tas uh, paredz arī uh, kompensācijas tiem ceļotājiem, uh, Eh, kas nevarēja realizēt savus ceļojumus, lai samazinātu pēc iespējas vairāk zaudējumus, kas rodas no bankrota. Bet, diemžēl, tā nenotiek visur Eiropā, un būs daudz gadījumu, kad uh, komplekso ceļojumu eh, direktīva ir nepieciešama, lai varētu regulēt tieši šāda veida ceļojumus bankrota gadījumā. Un ir skaidrs, ka uh, pakotņu ceļojumi, komplekso ceļojumu direktīva ir, uh, protams, labs risinājums, bet mēs vienmēr varam darīt uh, lietas vēl labāk. Drīz mums uh, šī direktīva ir jāpārskata. Es domāju, mēs varam mācīties no uh, pašreizējās situācijas un uh, lūkoties, kur ir iespējams veikt uzlabojumus. Uh, paldies, uh, Harancaus kundze! Un nākošais Haiderkungs. Paldies, priekšsēdētāji! 2015. gada komplekso eh, ceļojumu eh, vadlīnija paredz eh, attiecīgu rīcību un kompensācijas Eh, bankrota gadījumos. Nu, tomēr eh, tas nenodrošināja eh, Tomas Kuku pret bankrotu un jāraugās ir uz apdrošināšanu. 2009. gadā pieņemti attiecīgi tiesību akti un e, notikušais rāda, ka mēs tomēr nemācamies no savām kļūdām. Ir jāparedz attiecīgs e, reāls apdrošinājums e, ceļotājiem. Eh, bez tam arī eh, tas, kā dalībvalsties eh, tiek ieviestas attiecīgās direktīvas, kas runā par kompleksajiem ceļojumiem, arī ieviešana dalībvalstīs ir jāuzlabo. Paldies! Es ievēroju, ka tika pieteikts zilās kartīts jautājums, bet eh, tā kā jautājuma uzdevējs ir arī um, runātājs sarakstā, tad mēs nevaram dot jums iespēju uh, uzdot um, jautājumu, bet jūs varat izmantot savu uzstāšanās laiku ir ļoti svarīgi kaut kādā veidā reaģēt un rīkoties. Es domāju, ka eh, mēs taču drīkstam uzdot jautājumus, ja kāds runā par kādu priekšlikumu. Un varbūt mēs vēloties, vēlamies kaut ko mainīt, un mēs drīkstam pajautāt, um, kā tad kaut ko mainīt. Tas nekas, es kaut piecreiz varu būt runātāju sarakstā. Uh, bet tā tomēr ir iespēja un jābūt tādiem eh, noteikumiem, lai mēs varētu uzdot jautājumu saviem kolēģiem. Cienījamais kolēģi, jā, jums taisnība. Uh, Mums tiešām šī plenāra sēde ir jāpadara par tādu dzīves debates piemēru, bet šī ir pavisam jauna ideja. Es par to pastāstīšu mūsu priekšsēdētājam un uh, raudzīsimies, ko mēs varam darīt. Un paldies uh, par šo iedvesmojošo uh, piemēru. Un tagad. Uh, došu vārdu nākamajam runātājam, uh, Van Overtvelt kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Tomas Kuka bankrots pat tiešām ietekmēja visu Eiropu, un mēs tiešām ceram, ka tas nedis stabilizēs visu turismu sektoru, bet es vēlētos paraudzīties šo jautājumu no cita aspekta. Jā, mums ir produktivitātes problēmas. Produkti Eiropā produktivitāte samazinās Eiropā un tuvojas jau nulēji. Un tas, protams, ietekmē arī ekonomisko izaugsmu un darba vietu uh, ve, uh, veidošanu. Uh, Un šeit, lūk, ir saistība starp zemiem procentu maksāta, maksājumiem un zemu produktivitāti. Un viss tas pamazām uzkrājas un gal galā um, šīs problēmas izpaužas tādā veidā, kā mēs to redzējām Tomas Kuka gadījumā. Un mums nav, mums vajadzētu veidot savu politiku, ņemot uh, to vērā. Paldies, Van Overtvelta kungs. Papadākis kungs nākamais. Uh, gan arī mēnesis pēc Tomas Kuka bankrota lielās uh, vācu, britu un franču grupas ar subsīdijām un uh, nodokļu atlaidēm izmantoja šo situāciju un uh, caur citiem uzņēmumiem ir pārņēmušas un izmanto Tomas Kuka aktīvus, piemēram, laika nišas lidostās. Un uh, Tomas Kuka darbinieks savukārt ļoti mazu atalgojumu saņem, un uh, cilvēki ir palikuši bez darba, uh, piemēram, Grieķijā, un nesaņem nekādu atbalstu ne no Grieķijas valdības, ne no Eiropas Savienības. Un uh, Eh, lielo grupu pārmērīgā peļņa nenes nekādu labumu cilvēkiem. Cilvēkiem eh, ir jāmaksā vairāk par eh, savi, savām brīvdienām, saviem atvaļinājumiem. Un mēs uzskatām, ka ir pilnībā jākompensē zaudējumi tiem, kas ir cietuši no šī bankrota. Paldies, Papadākis kungs! Uh, un tagad arī esi Čevērija kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, daudz uh, cilvēku ir cietuši no šī bankrota, daudz, daudz darba vietu ir zaudēts. Tomats Kuks ar savu bankrotu ir radījis zaudējumus miljoniem. Un eh, šī iemesla dēļ Eiropas parlamentā vajadzētu demonstrēt to, ka Eiropas Savienībā ir ļoti skaidra nostāja turismu jautājumos. Un mēs aicinātu komisiju pievērst īpašu uzmanību šim uh, eh, tautsājumniecības sektoram, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs uh, un rada lielu daļu IKP daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un vajadzētu būt daudz skaidrākiem nosacījumiem un kompensācijām komplekso ceļojumu. Um, situācijās, gadījumos, kad uzņēmumi bankrotē. 2004. gada regula par pasažieru tiesībām būtu piemērs, uh, bet, diemžēl, padome ir nobloķējusi Priekšsēdētāji aicina eh, runātāju eh, runāt lēnāk, jo tulki nevar paspēt iztulkot. Mm, bet, jā, nu, eh, tātad šis tiesība akts ir bloķēts jau četrus gadus padomē, un uh, Mēs dzirdam visādas attaisnojumus, lai eh, neturpinātu um, progresu šajā jomā. Mums ir jāturpina šīs diskusijas, izmantosim šīs iespējas un šo uh, eh, nelaimi, šo bankrotu tādējādi, lai mēs varētu uzlabot situāciju un nodrošinātu to, ka patērētāji saņem atbilstošas kompensācijas. Un mēs vēlētos vērsties pie komisijas. Uh, un aplūkot arī eh, ne tikai eh, turistu tiesības, bet arī saistīto MVU un citu uzņēmumu tiesības. Jā, protams, saka priekšsēdētāji, jums ir ļoti eh, daudz informācijas, bet lai visi tā īsti saprastu, ko jūs sakāt, būtu labi, jūs nākošais runātu nedaudz lēnāk, bet un varbūt dalītos ar nedaudz mazāk faktiem. Nākošais Maldonado Lopesa kungs. Gracias, presidenta. Como venimos... Lapes kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, septembrī mēs saņēmām eh, šīs bēdīgās ziņas par Tomas Kuka bankrotu uzņēmums apvienotajā karalistē, kas bija ļoti svarīgs turismu nozarē, tas bija ļoti svarīgs arī Spānijai, jo ļoti daudzi turisti tika negatīvi ietekmēti, cieta arī daudzas viesnīcas, bet uh, klienti ir pelnījuši uh, noteiktas garantijas, ja viņi ir uh, nopirkuši turismu braucienu caur tūru operatoru. Un mums ir jāmācās no um, šī te piemēra un uh, jāraugās lai mēs rastu eh, risinājumu un rastu kompensācijas visiem, eh, kas ir cietuši no šī bankrota. Un būtu jāpārliecinās par to, ka 2014. gada regula darbojas. Ir svarīgi aizsargāt patērētāju tiesības, un tas būs uzdevums arī nākamajai jaunajai Eiropas komisijai. Maldonado Lopes. Lielas paldies Maldonado Lopes kundzei. Un tagad vārds Izaskunai eh, Bilbao Barandikai. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tomas Kuk krīze ir jauna iespēja parādīt eiropiešiem un jo īpaši Britiem tās priekšrocības, kāds dod um, dalība Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai pasažieru un turistu tiesības tiktu ievērotas. Ir jāizmanto visas iespējas, lai palīdzētu uh, visiem tiem uh, cilvēkiem, kas cietuši, un jo īpaši cilvēkiem Kanāriju salās. Mums ir jāņem, vē, mums ir jāizmanto globalizācijas pielāgošanās fonda iespējas, mums ir jāpalīdz šiem, šiem cilvēkiem pārorientēties un rast, uh, atrast jaunu darbu. Mums ir jācenšas eh, palīdzēt turismu nozarei. Bet mums vienlaiks ir jābūt arī kritiskiem attiecībā uh, pret sevi, jo mēs zināmā mērā varējām paredzēt uh, šos notikumus. Mēs nepievērsām uzmanību tam, ka ir radušās problēmas turismu nozarē. Tāpēc mums ir jādomā par Eiropas līmeņa garantijām. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji, vairāki deputāti uzstājās pārāk ātri, lai viņu teikto varētu iztūkot. Ļoti bieži man tas ir jāatgādina spāņu kolēģiem. Varbūt tas, zināmā mērā, ir saistīts ar to, kā jūs cenšaties eh, iekļaut tik daudz informācijas eh, tik īsā um, uzrunā. Tāpēc eh, lūkšu jūs padomāt par to. Varbūt jūs varētu uzstāties nedaudz lēnāk, un eh, tad mēs labāk varētu uztvert jūsu sniegto informāciju. Un tagad vārds Lešantai kundzē. Tomas eh, Kuka bankrots 23. septembrī radīja um, nopietnu satricinājumu turismu nozarē Šobrīd Francijā 780 darbinieku darbs ir ticis pārtraukts un nav zināms, kas ar viņiem notiks. Visi runā par to, cik uh, liela ietekme šim uzņēmumam ir bijusi uz turismu nozaru kopumā, un daudz runā arī par to, ka iespējams pie tā ir novedis uh, Brexit. Bet neviens nerunā par to, ka varbūt uh, spekulatīvie fondi vēlējās, lai uh, Tomas Kuk uh, bankrotētu. Jā, jo. Uh, spekulatīvi fondi paši ir apdrošinājušies eh, pret šādām sekām. Saskaņā ar kādu ekonomikas profesoru eh, uzņēmums varētu bankrotēt tikai tāpēc, ka kāds, eh, kuram ir attiecīgais investīcija portfēls, izmantot šo iespēju. Tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, uh, lai vērstos pret šādu nepareizu finanšu sistēmu, un tas ir jādara ar pilnu apņēmību. Jau atkal kārtējo reizi simtiem ģimeņu cietīs no tā, ka šie milzīgie eh, fondi cenšas iegūt milzīgu pēļņu. Paldies! Liels paldies! Sveicu uh, visus šeit klātsošos un sveicu arī Eiropas pilsoņus. Tagad turpināsim eh, diskusijas un tagad vārds Rončs kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Lielākais eh, ceļojuma koncerns šobrīd ir bankrotējis un daudz, kas ir novēdz pie šāda bankrota. Mēs zinām, ka tam ir bijuši vairāki iemesli, bet mēs zinām, ka Uzņēmumam nedrīkst domāt tikai un vienīgi par peļņu un nedomāt par patērētājiem. Es esmu nedaudz pārsteigts eh, par to, ka eh, šī uzņēmuma vadošie darbinieki ir saņēmuši tik milzīgus eh, prēmijas. Tas, manuprāt, nav, nav pieņemami. Turisma nozari nopietni ietekmē arī citas ekonomikas sektors. Es pārstāvu kādu uh, reģionu Polijā, kurš ļoti lielā mērā dzīvo no turisma. Tāpēc mums būtu jānāk uh, klajā ar tādu priekšlikumu, kas tik tiešām būtu visaptverošs. Tomas Kuk gadījums ir ļoti pēdīgs gadījums, un mums vajadzētu atgādināt visiem, cik svarīgi ir nodrošināt nepieciešamās garantijas. Mums ir nepieciešama arī ex ante analīze attiecībā uz visiem ceļojumu uh, uzņēmumiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Polkungam. Liels paldies! Briti strādā eh, ļoti smagi, lai eh, nopelnītu eh, un nodrošinātu savas ģimenes. Un uh, gadskārtējās brīvdienas ir kas tāds, ko gaida ik viens un uh, krāja attiecīgi līdzekļus, lai doties brīvdienās. Tāpēc man satrauc tas, cik daudz cilvēku uh, brīvdienas uh, Tomas Kuks izpostīja. Uh, Tas ir milzīgs uzņēmums ar ļoti daudziem darbiniekiem un klientiem, un tas bankrotēja tāpēc, ka um, tā pārvaldība nebija pietiekama laba. Un eh, direktors saņēma miljoniem, miljonu liels um, prēmijas, un tagad. Uh, Britu nodokļu maksātājiem ir jāuzņems izmaksas par cilvēku atgriešanu mājās. Bet kāpēc mēs par to runājam? Ja Eiropas Savienība uzskata, ka tai vajadzētu iesaistīties, tam nevajadzētu būt tā, ka tikai uh, apvienotās karalistes nodokļu maksātāji tagad sac izdevums. Tāpēc mums beidzot var, vajadzētu rīkoties saskaņā ar vārdiem, un Eiropas Savienībai būtu jāpiešķir līdzekļi, lai kompensētu šos izdevumus. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds uh, eh, Lutgenkungam. Komisārs kundze. Ir sapratis ne tikai mīts vārdā Tomas Kuks, bet nāks konstatēt, kā tas ietekmē nodarbinātību daudzās valstīs. Mans pārstāvētajā valstī, Beļģijā, vairāk nekā 500 darbinieki. Tātad tas atstāja negatīvas saks ne tikai uz strādājošiem, bet arī uz klientiem. Jūs jau minējāt, komisārs Kunz, ka mums ir jāizmanto visi finanšu līdzekļi, lai tie tiktu izmantot efektīvi un ātri, lai tiktu galā ar bankrotas sakām, izmantojot uh, struktūrālos fondus, uh, globalizācijas pielāgošanās fondu līdzekļus, bet tas ir jādara steidzami, jo ģimenes šobrīd cenšas saprast, kas ar viņām notiks. Otrakārt ir svarīgi, lai uh, sociālie partneri un jo īpaši strādājošo pārstāvi spēlētu savu lomu, protams, saskaņā ar nacionālajiem dalībvalstu noteikumiem, tātad tie, lai tiktu galā ar uh, krīzes izlaisītajām sakām, bet nākotnē ir jādomā arī par to, lai sociālajie partneri turismu nozarē nepārtraukti tiktu iesaistīti, izstrādājot jaunus noteikumus, lai novērstu šāda veida notikumu atkārtošanos nākotnē. Uh, Komisārs Kons, cienījamie kolēģi, es esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešama lielāka iesaistīšanās Eiropas līmenī turismu nozarē. Izaicinājumi ir milzīgi, tas ietekmē pārāk daudz cilvēku, pārāk daudz strādājušo, pārāk daudz reģionu, tāpēc ir nepieciešama patiesa Eiropas turisma politika ar pienācīgu budžeta līniju, kas tam tiktu atvēlēt. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Hams Žinskundzei. SMD grupas pārstāvē. Paldies priekšsēdētājiem! Tomas Kuka bankrots atstājas nopietnas sekas visai turismu nozarei visā Eiropā. Tāpēc Eiropas parlamentam ir jādiskutē par rezolūciju, kurā tiktu ņemtas vērā ne tikai sekas, kādas tas atstājas uz ģimenēm, bet lai komisija rīkotos konsekventi un ātri arī līdzīgos gadījumos turpmāk. Uh, Mans pārstāvētajā reģionā Baleāru salās uh, ir nepieciešama labāka koordinācija, kā jau teica kolēģi, bet mums ir jādomā arī par tiem cilvēkiem, uh, uz kuriem tas atstāja vissmagākās sekas, proti strādājošie šajā nozarē, jo šāda veida eh, bankrots noved pie tā, ka strādājošie nonāk ar vien lielākās grūtībās. Strādājošais ir pilnībā atkarīgs no savas algas. Un ja viņš tiek atlaists tāpēc, ka uzņēmums ir uh, bankrotējis, šie cilvēki vairs nevar izdzīvot. Rezolūcijā ir jāņem vērā tas, uh, cik uh, nedroši ir strādājošo situāciju, un jo īpaši bankrota gadījumā. Jo Tikai tā mēs nodrošināsim labākus finansiālus apstākļus strādājušiem. Lielas paldies! Paldies, un tagad vārds Rikai kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tomas Kuka bankrots, protams, ir pārvaldības kļūdu sekas, bet Pie šāda bankrota novedusi arī neveiksmīga vēlme pāriet uz uh, digitalizāciju un šobrīd situācija um, viesnīca un ceļojuma jomā ir pilnībā mainījusies, un šīs izmaiņas ir jāņem vērā. Protams, ka tas um, nozīmē arī, ka nepietiekam tika mm, īstenots finansiālās aplēses. Un nozara, kura dod 10% no IKP, un ka tā nav nepieciešama budžeta līdzekļu Eiropā, nav pieņemami. Paldies! Köszönöm szépen! megadom a szót tannant képviselő úrnak a függetlenektől kérem a képviselőt hogy tartsa be az egy percet. Tālāk grupām nepiesaistītais deputāts. Deputāts Tenants, lūdzu. 841. gadā tika dibināta šī vēl pasaulē vecākā ceļojuma kompānija Tomas Kuks, kas bija milzīgs veiksmes tās, bet līdzīgi kā daudzi citi uzņēmumi, vienā brīdī, lūk, uzsākās burtiski neatgriežams virpulis, kas norāva šo uh, kompāniju pie tā beigām dibenā un darīt. Un tāpat laikā jādomā tieši par šī uzņēmuma pārvaldību. 47 miljoni ir pēdējos gados izmaksātās prēmijas šī uzņēmuma vadāt, vadītājiem. Un tāpat laikā viņi to vaino lūk uz Brexit. Šī anti-Brexit propaganda savukārt tiek izmantota ļoti auglīgi pēc tam šeit pa citu politiķu runās. Tas nav pieļaujams. Es, mums ir pirmām kārtām nu, arī jānoraida šis eh, pieņēmums, ka Britu valdībai vajadzēja izglābt Tomas Kuku, pilnībā ignorējot, ka faktiski šāda veida pasākumu un intervencija Eiropas konkurences tiesību akti būtu aizlieguši. Gal galā Eiropas Savienība šai gadījumā ir daļa no problēmas, nevis daļa no risinājuma. Lielas paldies! Priekšsādātāja turpina. Tenant kungs, jums vēls uzdot zilās kartītes jautājumu. Zdehovska kungs no tautas partijas. Vai esat gatavs uz to atbildēt? Jā. Vai jūs varētu mums paskaidrot? saka jautājumu uzdevējs. Kā tad Eiropas komisija vai Eiropas Savienība šai gadījumā būtu atbildīga par Tomas Kuku bankrotu? Lūdzu, paskaidrojiet, kur tad šeit Eiropas Savienībai būtu jāuzņems atbildība? Vai tiešām mēs bija jābrīdina jūsu pilsoņi un jā, jāsaka viņiem, nē, neceļojiet visu uz Ēģipti ar Tomas Kuku tagad? Tā bija jūsu valdība, kas izteica brīdinājumus par ceļošanu, piemēram, uz šādiem galamērķiem saviem pilsoņiem. Vai jums neliekas, ka līdz ar to arī jūsu valdībai par to būtu jāņem, jāuzņems atbildība? Iespēja sniegt atbildi 30 sekundes. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka pašos pasākumos skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka tas, ko es teicu, ka pat ja Britu valdība vai Britu parlaments būtu nolēmis glābt ar li saviem līdzekļiem, Tomas Kuk viņi to nebūtu varējuši izdarīt, tāpēc, ka Eiropas Savienības valsts atbalsta tiesība akti eh, to, ne, to aizliedz. Jūs tagad savukārt mē, mē, mēģinat pavērst atkal kaut kādā tādā tādā propagandā pret mums, vēršaties pret mums, bet atcerieties, ka jūs paštiesība akti Tomas Kuk nebūtu varējuši glābt. Paldies, saka priekšādātājs. Priekšādātājs atvainojos. Nākamais runātājs Vārborn kungs. Lūdzu. Priekšādātāji. Nu, pat ir pienācis laiks darbiem. Ir jāspēcina uzņēmē darbības vide, tīpaši tas attiec uz turismu un transportu sektoru. 12 miljonu eiropiešu strādā turismu sektorā šobrīd. Un arī jauniešu vidū tas ir viens no lielākajiem darba devējiem. Katrs piektais strādā šai jomā, un tāpēc šāda milzu uzņēmuma bankrots, nu, kā tāds nu, at, atsaucas, kā tāds domino uh, gājiens, ietekmē arī ļoti daudz citus uzņēmumus, citus MVU, kas savukārt savā darbībā ir visai riskam pakļauti. Uh, Un tāpat laikā problēmas nereti rodas tieši lielajos uzņēmumos, nevis mazajos. Un tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu strādāt pie tā, lai uzlabotu Eiropas Savienības konkurētspēju. Uzņēmēji darbības gaisotnē Eiropā būtu jāuzlabojas, tai būtu jābūt labvēlīgākai, īpaši maziem uzņēmumiem. Mums jāinvestē atbilstīgās infrastruktūrās, kas ļauj sasaistīt dažādus punktus Eiropā. Mums ir jāsamazina birokrātija uzņēmumiem, un mums ir jāpārliecinās, ka vienotais tirgus patiešām ir pietiekami integrēts visā tās, visās tās izpausmēs. Un Mums, Eiropas, mūsu Eiropas parlamenta ziņā savukārt ir mudināt komisiju pārliecināties, ka darām visu, kas iespējams šai jomā. Tomas Kuka bankrots tiešām ir tikai viens no simptomiem eh, šai problēmai, kas faktiski iet krietni dziļāk un te runāja par Eiropas Savienības konkurētspēju. Es tiešām ceru, ka jūs vienosieties eh, ar mani, mēs savarēsim saliedēties un šo jautājumu iekļaut nu, tādā prioritatīvā viet, kārtā Eiropas darba kārtībā. Paldies! Nākamais runātājs vai Heilī kungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi! Mēs runājam šeit par ļoti nozīmīgu uzņēmumu bankrotu. Nu, protams, ka tāda arī citi incidenti noteikti ir piedzīvot un vēl ir bijušas un būs arī citas katastrofas, piemēram, dažādi veidi terorisma akti. Uh, un tā tālāk. Un Eiropas turisma reģions nodarbina ārkārtīgi daudz cilvēks un ir viens no nozīmā, nozīmīgākajiem ekonomikā. Un tāpat laikā tieši šis sektors ir visvairāk pakļauts riskam šādu dažādu incidentu gadījumā. Un te mums vajadzētu vaicāt eh, arī, eh, er, arī padomēji un komisijai, vai mēs pietiekami meklējam arī partnerus pasaulē. Galu galā arī no pasaules ierodas šeit ļoti daudz turistu. Eh, 110 miljoni no citām valstīm ir ieradušies Eiropas Savienībā. Nu, tā tad lūk, šis to, šis sektors faktiski ir starptautis, tas ir izvērsies, un tāpēc Eiropas Savienība ir vajadzīga ļoti konkrēta un nopietna noteikuma, kas to regulētu. Un es domāju, ka nākamajai Eiropas komisijas priekšādātājai vajadzētu par to domāt. Viņa par turismu kā nozaru savā uzrunā vispār pat neieminējās. Tas nav pieļaujami. Es domāju, ka šis incidents ļoti labi parāda to, cik svarīgi ir Eiropas līmenī spēcināt turismu politiku. Lielas paldies! Nākamā runātāja deputāte Naktegāla. Priekšādātāji, paldies! Stāv šeit jūsu priekšā arī tāpēc, ka viena no manām kolēģiem šobrīd nevarēja ierasties šeit vilcienu satiksmes kļūmju dēļ. Un iedomājieties tos tūkstošus cilvēku, kas netika mājās Tomas Kuk problēmas ritu, situācijā. Nu, labi, manai kolēģei bija atbalsta grupa, es konkrētāk. Un šai gadījumā, nu, tas ir tikai viens piemērs tam, ka turistiem ir un ceļotājiem ir vajadzīgs atbalsts, informācija. Mums ļoti strauji jāspēj viņus atbalstīt. Šāds atbalsta grupas ir vajadzīgs visiem. Mums ir jāpārliecinās, ka arī ārkārtas situācijā šie cilvēki var atgriezties mājās mājās, un tas var notikt efektīvi un strauji. Es domāju, ka ir vajadzīgi arī spēcīgi nacionālo garantiju fondi, kas ļautu pārliecināties, ka neviens, tīpaši, piemēram, šobrīd gaidāmajā Ziemassvētku brīvdienās, nepaliek, eh, nu tā, aizmirstas, nezinu, bez iespējas atgriezties no sava ceļojuma galamērķa. Paldies, nākamais runātājs Zdehovskij kungs, lūdzu. Priekšādātāji. Domāju, ka visas šīs debatas pats par sevi ir ļoti interesantas. Skatos, te britu kolēģi runā, kliedz un bļauj par to, ka tā esot viņu pašu problēma, tad kā citi kliedz, ka tā ir mūsu problēma. Eiro, Tomas Kuka biroji taču bija tie, kas sūtīja cilvēkus uz visu pasauli. Tā ir lielākā ceļojuma aģentūra Eiropā, kas no jau jau tika nodibināta pirms gadu desmitiem, un tā, protams, ir ietekmējis visu Eiropas Savienību. Tāpēc nevar tā teikt, ka šis uzņēmums ir skārs tikai un vienīgi tos, kas ceļo. Nē, te ir arī virkne citu skārto, ne tikai šie patērētāji no Lielbritānijas. Tie ir arī ceļotāji no citām dalību valstīm. Tā, tie ir tas saistīts arī ar viesnīcām, ar tiem, kas, piemēram, šos cilvēkus paredzēja uzņemt vai uzņēma, e, un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc šis jautājums ir aktuāls mums visiem. Un mums saviem brītu kolēģiem ir jāpasaka, ka viņi pie pieļauj kļūdu tajā brīdī, kad jau pieļauj kļūdu, tad, kad balsoja par Brexit, jo tieši kopīgiem spēkiem varam izstrādāt instruments, kas šādas problēmas risina. Un līdz ar to, piemēram, Eiropas Savienības ietvaros tie, kas zaudē darbu šai gadījumā, var pieprasīt līdzekļus no Eiropas globalizācijas fonda. Mēs varam arī turklāt organizēt šo cilvēku atpakaļ mm, nogādāšanu. Paldies nākamā runātāja deputāta Grapīnī. Paldies, komisārs kundze. Daudz kas ticis teiks šo debašu laikā, un ļoti labi, ka varam diskutēt par Tomas Kuku bankrotu. Tiešām tas bija tāds ļoti skaļš notikums. Uzņēmums, kas strādājas vairāk kā 170 gadi miljoniem klientu, tūkstošiem darba, darbinieku. Un komisijā Taču mēs run, arī komitejā savam mēs runājam par turismu kā par ļoti nozīmīgu ekonomikas nozari, taču vajadzīga arī kaut kāds, kaut kāds budžeta postens, rīcības plāns. Šai gadījumā tas, protams, bija privāts uzņēmums, nenoliedzam, bet vai ir notikusi analīze par to, kāpēc m, mm, situācija nonāca līdz šādam bankrotam, vai ir notikusi revīzija, vai ir bijis pietiekams riska pārklājums. Tas viss ir jāizanalizē, lai aizstāvētu turismā strādājošo un patērētāju tiesības. Līdz šim, jāsaka, situācija ir bijusi visai haotiska. Miljardiem eiro vienkārši gājuši zudumā, apgrozījumā un tā tālāk. Komisārs Kundze, es domāju, ka ir jānotiek ļoti konkrētai, precīzai analīzei, ir jārīkojas, protams, dalībvalstīm, jāpalīdz pasažierim un tā tālāk, bet kopumā šis ārkārtīgi skumjais notikums ir pamatīgi jāizanalizē. Uh, Jo nevar pieļaut to, ka šāda veida tradicionāls uzņēmums vienkārši bankrotē un neviens, es atvainojos, nekustina lipu. Paldies! Nākamais runātājs deputāts Vodens. Vo, deputāta Vodens. Tomas Kuka bankrots noteikti ies vēsturē kā viena no šī laika ekonomiskajām traģēdijām. 21 tūkstoši darba vietu zudots. Tas nozīmē, ka simtiem tūkstoši cilvēku Eiropā cietīs ar šo uzņēmumu saistītos uzņēmumos, ģimenes, šo, da, strādājošo ģimenes un tā tālāk. Un vislielākais, protams, zaudējums ir tieši Tomas Kuka darbiniekiem bet mums jāpiedāvā viņiem vairāk nekā līdzjūtība un jauki vārdi. Tas ar tiem jau viņi savu dzīvokļu īri nesamaksās. Mums ir jāpiedāvā viņiem pārkvalificēšanās iespējas apmācība, tiem, kas, piemēram, sastopas ar bezdarbu, jāpiedāvā atbalsts, tiem, kas, piemēram, var tālāk paši radīt jaunas uzņēmumus un darba vietas, lai aizstātu šeit zaudētās darba vietas. Un mums ir nepieciešama tiesība akti, kas neļauj uzņēmumam bankrutēt no vienas dienas uz otru, tādā veidā atstājot otrā pasaules malā tūkstošu cilvēkus, kas, tur, kas pēc tam netiek no turienes atpakaļ. Mums ir jāpie, jāpabeidz arī digitālais vienotais tirgus, un tur jāņem vērā arī šādi scenēriji. Nevaram pieļaut to, ka nav motivācijas digitalizācijai. Eiropas turisma eh, sektors mainās manā vēlēšana apgabalā Kornvalā galā turismā strādā katrs piektais. Airbnb, avio sabiedrības, arī parastās, eh, parastie uzņēmumi, viesnīcas, restorāni tā tālāk. Mums jāveido atbilst, atbilstoša atmosfēra tā, lai šis sektors varētu plaukt un zelt, un mēs var, varētu tepat laikā arī mūs paglābt no tāda masveida turisma, kas nepie kā laba nevar novest. Paldies, saka priekšādātāja, nākamais runātājs, deputāts Kaņeva kungs, lūdzu. Благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā kā pārstāv valsti, kurā turisms spēlē ļoti svarīgu lomu un eh, ra, eh, nodarbina daudz cilvēkus un ir nozīmīga daļa no IKP. Eh, svarīgi ir palīdzēt MVU uzņēmējiem, ģimenēm, kas ir iesaistīti turismu nozarē, bet daži problēmas aspekti uh, Eh, nav pietiekami novērtēti arī no Eiropas komisijas puses. Vai mums nešķiet, eh, ka ir pārāk liela eh, koncentrācija, pārāk liela tirgus daļas koncentrācija viena uzņēmuma rokās, vai šīs uzņēmums nav par lielu, lai vispār pieļautā bankrotu? Tā ir bīstama vertikāla turismu pakalpojumu koncentrācija, kas principā eh, ir pretrunā ar konkurences eh, nosacījumiem. Vai mums nevajadzētu veidot eh, citādu modeli, koncentrējot gan vertikāli, gan horizontāli dažādos turismu pakalpojumus, jo tas ļoti negatīvi ietekmē ģimenes uzņēmums un mazos uzņēmums. Paldies, Vins kundze S&D grupas vārdā. Tomas Kuka bankrots. Protams, ir uh, problemātisks Vairāk Tomas Kuka darbinieki uzņēmās koordinēt iestrēgušo turistu nogādi mājās, lai gan nesaņēma nekādu atalgojumu par šo brīvprātīgo darbu. Jā, protams, šis ir unikāls gadījums savā ziņā, ņemot vērā eh, šīs te uzņēmuma eh, apmērus. Tāpat laikā vadība var mierīgi priecāties par milzīgām algām un prēmijām. Tāpat laikā ir radusies eh, bīstama situācija. Eh, visiem būtu jāmācās no šī bankrota un sociālajiem dialogam starp eh, pārvaldību un darbiniekiem Eiropā būtu jāstiprina, lai neveidotos tam līdzīgas situācijas. Eh, paldies, un nākamais runātājs eh, tautas partijas grupas vārdā Karvaljo kundze. Priekšsēdētājs kundze, mums ir nepieciešams uh, atjaunot patērētāju uzticību un jāaizsargā patērētāja tiesības. Turisma industrijai ir ļoti svarīga loma mm, vienotajā tirgū, gan radot darba vietas, gan uh, veidojot ienākumu daļu IKP, bet ne tikai. Ļoti daudzos turisma uh, gala mērķos, eh, piemēram, populārākajos eh, Portugālē. Eh, Tomas Kuka bankrots pad mm, skar ārkārtīgi daudz ģimenes uzņēmumu, nelielo um, turistu apkalpošanas uzņēmumu. Tādēļ ir svarīgi, lai uh, tiktu izmantoti visi iespējamie un pieejamie uh, fondi, pieejamie instrumenti. Uh, Mums ir laba likumdošana, kas aizsargā um, avio pasažieru tiesības, bet ir svarīgi, lai arī citi patērētāji zinātu, ka viņu uh, tiesības tiks aizsargāts un viņi saņemt attiecīgas kompensācijas. Tātad patērētāja tiesības ir uh, viens no jautājumiem, kas ir jārisina. Paldies un mm, Curtin Dārlings kundze nākamā. Es un D grupas vārdā kad uh, Britu ikona Tomas Kuks uh, eh, bankrotēja septembrī. Simtiem tūkstoši cilvēku nevarēja atgriezties mājās, uh, eh, 22 tūkstoši cilvēku zaudēja darbu un varam nešaubīties. Uh, Tomas Kuks bankrotēja tādēļ, ka tas tika slikti pārvaldīts. Un e, tiešām ir jāpateic civilās e, aviācijas pārvaldē par to, ka tā e, pieliks savu roku, lai palīdzētu turistus nogādāt mājās. Pats Tomas Kuks un viņa vadība vienkārši sēdēja rokas klēpī salikuši un neko nedarīja, lai palīdzētu turistiem un saviem darbiniekiem. Un nevis tāpēc, ka viņi to nevarēja, bet tāpēc, ka vienkārši negribēja. Ir uh, šis te veiksmes stāsts par tām turisma kompānijām, kas nāca talkā un izglāba atsevišķus mazos um, turismu uzņēmumus. Bet uh, tagad vēl arī Johnsona uh, Brexits arī uh, nenāk tam visam par labu. Un mēs šodien dzirdējām daudz apsūdzības citu virzienā, bet savu vainu viens otrs nespēja saskatīt. Paldies un nākamā runātāja Skita Dīls kundze. Jā, nu, Tavas Kuka bankrots bija eh, ļoti smags trieciens mūsu kontinentam, turisma nozarē, bet eh, es baidos, ka eh, tas nebūs pēdējais tas, ka eh, cilvēki tiek kaunināti par to, ka viņi atļaujas lidot, eh, varbūt liek daudziem eh, neizvēlēties šo ceļošanas veidu. Uh, Uh, bet diez vai tas īpaši palīdzēs klimata saglabāšanā, jo uh, gal galā um, avio pārvadājumi kļūst ar vien vidēji draudzīgāk, attīstoties tehnoloģijām, un ja mēs neradīsim labus turisma apstākļus, tad vispār jāapšauba tas, cik pamatoti ir kaunā cilvēkus par uh, to, ka viņi izvēlas uh, lidot. Un eh, gal galā tehnoloģija attīstība ir tā, kas palīdzēs un palīdzēs saglabāt arī eh, darba vietas. Un nākamā runātāja Garsie Muņo kundze. SND grupas vārdā. Paldies, priekšsētātājs kundze. Turisms ir viens eh, no lielākajiem tautsēmniecības sektoriem Eiropas Savienībā, un dažās valstīs tas ir pat galvenais tautsēmniecības sektors. Uh, kas ir saistīts ar e, daudzām, e, daudziem nodarbinātiem dažādās profesijās, īpaši uz salām. Un mēs zinām, ka Tomas Kuka bankrots ir novedis pie daudz darbietu, daudz zaudēšanas, un mēs sastopamies ar milzīgu izaicinājumu visai nozarei. Mums ir jāizveido vienota Eiropas turismu stratēģija, un eh, attiecīgi jāpieņem normas, kas ļautu aizsargāt turismu nozarē strādājošos. Īpaši eh, tas būtu jādara līdzīgi, kā mēs aizsargājām avio eh, pasažierus, un būtu nepieciešams veidot ilgspējīgu turismu, pārskatot likumdošanu, lai mēs varētu nodrošināt to, ka bankrota gadījumā tiek aizsargāti strādājošie, turismu nozarē strādājošie. Uh, Tas nozīmē, ka mums uh, spēsim nodrošināt nepieciešamo aizsardzību turisma nozarē. Paldies, Šulcs kungs, EPP vārdā. Komisārs kundz godātie dāmas un kungi. Kad uh, bankrotē šādi uzņēmumi, tad tas skar gan darba ņēmējus, gan tūkstošiem uh, Uh, klientu. Un šobrīd tiek kritizēta uh, direktīva par uh, šādiem pakošņu ceļojumiem, bet tas ir nepareizais kritikas objekts. Un, piemēram, Vācijā pastāv apdrošināšana ceļojumiem, un uh, ir iespēja saņemt kompensāciju. Un uh, komisārs jau arī ievadrunā norādīja, ka daudzos gadījumos atbildīgas ir dalība valstis. Vācijā ir uh, arī uzņēmums uh, Uh, kas uh, kondor, uh, kurš ir daļēji arī izglābts pateicoties šādiem noteikumiem un jāpasaka paldies arī komisijai. Adamovičs kundze ETP grupas vārdā. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es kā universitātes pasniedzēja kas lasa lekcijas par turisma likumdošanu Polijā, varu norādīt, ka mums pastāv likumdošana, kas aizsargā patērētāju intereses gadījumos, ja tūroperators zaudē licenci no Tomasa Kuka lietas mēs varam mācīties attiecībā uz to, kā aizsargāt klientu intereses turisma nozare Eiropas Savienībā, jo šī nozare skar vairākas valstis vienlaikus. Eh, mums, kā likumdevējiem, ir jāliek akcents uz patērētāju tiesību aizsardzību, bet jādomā arī par uh, sekt, no šajā nozarē strādājošajiem darbiniekiem. Mums ir arī uh, jānodrošina pārvadāšanas pakalpojumi. Tagad vārds Spirakī kundzei priekšsēdētāji. Grieķija ir otrs lielākais tirgus Tomas Kuk uzņēmumiem pēc Spānijas, un tas veido šīs uzņēmuma īpatsvars ir 10% mūsu viesnīcu sektorā. Pēc Tomasa Kuka uh, bankrota 2,5 miljoni ir aplēstais zaudējuma apjoms. Tas ir ši, sistēmisks satricinājums Grieķijas turisma nozarei. To pat salīdzina ar uh, Lehman Brothers uh, uh krīzi. Un būs nepieciešams arī uh, uh, sniegt atbalstu šai nozarei, tāpat kā tas tika darīts Vācijā, un ir nepieciešams regulējums attiecībā uz valsts atbalstu, nodokļu atlaidēm, un varbūt pat būtu jāizveido garantiju fonds, ko varētu izmantot uh, šādos gadījumos uh, nākotnē. Un tāpat uh, būtu arī eh, nepieciešams veikt uzraudzību pār šādiem liela izmēra uzņēmumiem. Un ir jāsamazina arī turisma pakalpojumu sniedzēja atkarību no šādiem uzņēmumiem un jānodrošina eh, pakalpojumu diversifikācija. Paldies! Tagad Uh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Un vārds Vārdas kundzei sociāldemokrātu grupā. Miss Ward. Uh, thank you, President. Paldies priekšsādātājiem. Uh, šīs uh, ievērojamās uzņēmuma situācijas gadījums no tā varēja izvairīties. Vairāk kā 150 tūkstoši cilvēku palika uh, Uh, savās brīvdienu galamērķos bērni, cilvēki, kas uh, bija čakli strādājuši, lai varētu atpūsties. Līdz pat 9000 britu darba vietu skārtas, 450 tūkstoši cilvēku tika nodarbināti, tūkstošiem uh, cilvēku strādā dažādos, dažādās filiālēs. Un tagad viņus atbalsta TSSS arotbiedrība Tomas Kūks um, uzņēmums apgalvo, ka Adrians Letsons pat īpaši nerunāja ar atbildīgajiem cilvēkiem pirms bankrota. Diemžēl 600 tūkstoši atpūtnieku uh, atradās šajos ceļojumos, bet Eiropas direktīva viņus aizsargāja. Un ir ļoti svarīgi atzīt to, ka uh, tiek centieni uh, izstāties no Eiropas Savienības, bet Nu, šāds um, drošības tīkls vairs uh, nebūs iespējams, uh, ja virzīsimies uz priekšu atbilstīgi Borisa Džonsona Brexit kursam. Paldies tagad Ferreiras kundze no Goe. Kungs. Paldies priekšsēdātāji komisārs kundze Tomas Kuks ir uh, uzņēmums, kurā strādā daudz darbinieku. Tur ir arī netieši nodarbinātie šis bankrots, kad raugāmies uz uh, ietekmi, parāda to, kāda ir reālā situācija nozarē. Konkurence ir ļoti spēcīga, reizēm negodīga, tieši starptautiski uzņēmumi ar mm, uh, un arī mazāki uzņēmumi, kas cīnās par izdzīvošanu. Mm, ir zems atalgojums, uh, darbinieku eksploatācija, un pretī tam stāv milzu peļņa, ko gūst kapitālisti. Un šāda pārvaldība novada pie bankrota. Vienmēr tie paši cilvēki beigās samaksā par notiekošo. Ir jārīkojas attiecībā uz šo sektoru. Tas arī ietekmēja Portugāli, Ārgāves reģionu, Madeiru ir jāspēj izmantot instrumentus, kas tika piesaukt, lai varētu stātos pretī šiem nodarītiem kaitējumam. Paldies! Esam noslēguši brīvo mikrofonu tagad taisens kundze Eiropas komisijas vārdām. Yes, Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti. Debates parādīja to, ka Tomasa Kuka maksātne spējai ir vairāki cēloņi un uh, ir nepieciešama daudzveidīga pieeja, lai izvairītos no šādām situācijām. Un mm, gadījumos, kad nav iespējams izvairīties no bankrota, arī sināt sekas. Rezultāti un gūtās mācības no Tomasa Kuka. Uh, arī tiks skatītas Eiropas komisijas īstenošanas ziņojumā attiecībā uz ceļojumu pakotnes direktīvu. Raudzīsimies, kur ir nepieciešami uzlabojumi, un komisija noteikti tam pievērsīsies un raudzīs, ko vēl var darīt. Protams, šīs debates ir ļoti vērtīgs ieguldījums šajā procesā. Daudzi no jums ir lūguši specifisku turismu politikas stratēģiju. Tas eh, būs jauns mandāts, eh, kuram būs jāpievēršas un jānovērtē nepieciešamība izcelt jaunu stratēģiju turisma nozare Eiropas Savienības līmenī plašākā horizontālo politiku mērogam. Mili, godātie deputāti, šīs komisijas priekšlikumi eh, jaunajai schēmai paredz vairākus turisma atbalsta uh, pasākumus InvestEU, vienotā tirgus programma, Creative Europe, apvārsnis Eiropa. Un tas tad arī atspoguļo politiku, kurā turisms tiek racionalizēts ar saistītām investīcijām, atbilstīgi dažādām ES finansēšanas programmām. Tādām programmām, kas eh, atbal, atbilst turisma nozares eh, savstarpējai atkarībai ar citām nozarēm. Paldies priekšsēdētājs kundze un paldies par debatēm. Paldies! Saistībā ar Tomasa Kuka uzņēmumu bankrota sekām esam noslēguši debates. Balsojums notiks ceturtdien. Jó, és akkor átérünk a következő napi. Labi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Komisijas paziņojums par vardarbīga labējā ekstrēmisma draudiem, ņemot vērā nesenos notikumus Hallē, Vācijā. Pirms sāksim debates, vērsīšu jūsu uzmanību uz to, ka zilās kartītes jautājumus varēs uzdot un arī piedalīties brīvajā mikrofonā, izmantojot balsošanas kartītes, ne tikai uh, paceļot roku. Nu, lūk. Dosim sākumā vārdu Kinga kungam Eiropas komisijas vārdā. Uh, chair, uh, honorable member. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Uh, šīs ir svarīgas un arī saulēcīgas debats. Nesenie traģiskie notikumi Hallē Vācijā vēlreiz uzsver to lielo un pieaugušo apdraudējumu, ko rada uh, vardarbīgie labējie ekstrēmisti. Un šajā konkrētajā gadījumā ir runa arī par antisemītismu. Šis apdraudējums, diemžēl, jau tika izcelts eh, tad, kad notika drausmīgs uzbrukums nevainīgiem cilvēkiem Kraisčerčā. Abos gadījumos mēs jutām līdzi visu cietušo ģimenei, eh, ģimenes locekļiem un draugiem. Ir svarīgi, lai mēs atpazītu šo apdraudējumu un strādātu kopā gan Eiropas līmenī, gan arī katrā dalībvalstī, lai pastiprinātu mūsu centienus un cīnītos pret šo izaicinājumu. Ir svarīgi, ir svarīgi saprast, ka vardarbīgs ekstrēmisms ir vardarbīgs ekstrēmisms, neatkarīgi no ideoloģijas un šādam ekstrēmismam nav vietas mūsu sabiedrībā, ne labējam, ne kreisam, ne džihādismam, ne kādam citam. Ksenofobija, antisemītisms, ekstrēms nacionālisms un tā tālāk pamatā ir nedemokrātiski un pret Eiropas vērtībām. Džil Koksa, deputāte Lielbritānijā, viņu nogalināja labējais, vardarbīgais ekstrēmists, nevis Lielbritānijas patriots. Eiropas valstis pieder mums visiem, nevis tiem, kas izmanto savu it kā patriotismu kā attaisnojumu slepkavībām. Komisija apsveic iniciatīvu, ar ko nākus klajā prezidentūra, proti pievērsties šim jautājumam, un tas tika atspoguļots arī Tieslietu un iekšlietu padomas sēdē 8 oktobrī, kur tika apstiprināti vairāki ierosinājumi, ar ko nāca klajā prezidentūra. Komisija ir gatava atbalstīt visas dalībvalstis, prezidējušo valsti un arī strādāt kopā ar šī parlamenta deputātiem, kā tas vien būtu iespējams. Kad mēs cīnāmies pret šādu veidu ekstrēmismu un terorismu Eiropas Savienībā, es šeit domāju visas ekstrēmismu formas, Eh, lai gan pēdējo gadu laikā mēs vairāk esam pievērsušies islām terorismam. Protams, ka tā būs joprojām prioritāte, ņemot vērā apdraudējumu raksturu, bet komisija arī aizvien vairāk pievēršas un, un mēģina cīnīties ar eh, vardarbīgo labējo ekstrēmismu. Eh, jo īpaši izmantojot radikalizācijas eh, apzināšanas tīklu, iesaistot dažādu veidu spēlētājus, eh, cietumu uzraugus, skolotājus, vietējo pašvaldību pārstāvis un tā tālāk, lai cīnītos ar šo izaicinājumu. Un pamatojoties uz šo darbu, es domāju, ka mums ir vairākas jomas, kur mēs varētu un kur mums būtu jādara vairāk. Pirmkārt, mēs piekrītam visiem tiem, kas saka, ka mums ir jādara vairāk, lai cīnītos ar uh, Uh, labējo ekstrēmistu uh, saturu tiešsaistē. Pirms trīs gadiem mēs uh, pieņēmām Eiropas Savienības rīcības kodeksu cīņai pret naidaru un tiešsaistē. Tas šis te dokuments tika parakstīts 2016. gadā, un liels, daļš, liela daļa satura tika izņemta, lai gan tagad šī daļa ir pieaugusi līdz 72%. Jāsaka, tas ir tāds noderīgs rīks, lai cīnītos ar naidru un tiešsaistē, tomēr šī cīņa nebūtu vēl nav galā. Ir pazīmes tam, ka šāda satura cirkulācija ir samazinājusies. Komisija un sociālo mediju platformas turpinās sadarbību, uh, Uh, Eiropas Savienības internetu formā. Pirms dažām nedēļām mums tieši bija šāda tikšanās, Un uh, šis jautājums, proti cīņa pret vardarbīgo labē ekstrēmismu, bija mūsu darba kārtības augšgalā. Un šī sadarbība ir devusi arī konkrēts rezultāts. Uh, To pierāda ātrā reakcija, kāda bija šiem uzņēmumiem pēc halas uzbrukuma. Uh, viņi spēja izņemt div, gandrīz 200 uh, dažādos video uh, variantus un arī tās augto manifestu. Un tas viss tika panākts vien dažās stundās. Tāpēc es tiešām atbalstu šādu sadarbību ar uzņēmumiem, kas piedalās fóruma darbā. Papildus arī svarīgi nodrošināt, ka Eiropolā ir uh, Eh, Eiropolam ir piešķirti atbilstoši resursi un tiek nodrošināta kapacitāte tad atbilstošai nodaļai Eiropolā, lai cīnītos ar šādu veidu ekstrēmismu. Un es domāju, ka šis eh, parlaments to noteikti arī atbalstīs. Eiropola pašlaik strādā ar vairāk kā 350 sociālo mediju platformām. Tomēr joprojām ir platformas, kas atsakās sadarboties eh, cīņā pret nelegālu terorismu saturu, to starp labējo vardarbīgo saturu. Man tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums tiešām visiem ir jāstrādā kopā kā līdz uh, likumdevējiem, lai ātri nāktu klajā ar priekšlikumu, kā cīnīties ar šādu veidu saturu tiešsaistē. Tas ir jāizdara, mums ir šī te inde jāiznīdē un jāpalīdz glābt dzīvības. Mums ir jāievieš skaidru un efektīvu pasākumu, lai novērš šāda satura izplatīšanu, to starp uh, straumēšanu, reāla laikā no uzbrukuma vietām. Eh, vienlaikus eh, nodrošinot eh, pamatiesību ievērošanu un runas brīvību. Komisija ir arī gatava sniegt papildu atbalstu dalībvalstīm šo valstu centienos risināt šo te izaicinājumu, proti apdraudējums, ko rada labējais ekstrēmisms, ir bijis 2020 stratēģiskās orientācijas diskusiju darba kārtības augšgalā, tik runāts par radikalizācijas novēršanu Tas ietver arī palīdzību vietējām valdībām, pašvaldībām, lai izstrādātu rīcības plānus eh, labējo ekstrēmismu novēršanai, eh, izmantojot, piemēram, eh, deradikalizācijas un citas programmas. Komisija turpinās atbalstīt vietējās pašvaldības un pilsētas cīņā pret radikalizāciju. Pēc konferences, kas bija veltīta pilsētām pret radikalizāciju, ko mēs organizējām kopā ar reģionu komiteju, komiteja, komisija atbalsta eh, tādu pilsētu pilotu grupu, eh, kas eh, strādā pie tīkla izveidas, lai novērstu radikalizāciju mūsu kopienās. Treškārt, un to arī uzsvēruši padomas, dalībvalsts padomē, ir ļoti svarīgi atbalstīt mūsu kaimiņus viņu centienos cīņā pret vardarbīgo ekstrēmismu, jo īpaši mēs runājam par Rietumbalkānu valstīm. Kopējs rīcības plāns cīņai pret terorismu, kas tika parakstīts pirms gada, ietver pretterorismu politiku, kā arī dažādu veidu radikalizācijas formu un ekstrēmismu novēršanu. Un ar šo rīcības plānu mēs īstenojam individualizētus risinājumus katrā Rietumu Balkānu valstī, lai rīkotos pret dažādām vardarbības formām un ekstrēmismu formām un arī tās novērstu priekšstādātāji deputāti, mēs turpināsim savu darbu visās šajās jomās, eh, cieši sadarboties ar partneriem un, protams, arī partneriem šajā te parlamentā. Lielas paldies! Paldies! Tagad vārds Estetler kungam, eh, kundzei ETP grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Eh, Austrijas eh, prezidentūras laikā mēs eh, pieņēmām saistējošu lēmumu par cīņu pret anti semītismu, un visas dalību valstis apņēmās izstrādāt koncepciju par antisemītismu apkarošanu visā uh, Eiropā. Ir uh, pamatiesība aģentūra veid, veikusi pētījumu aptaujājot vairāk nā 16 tūkstošus ebreju visā Eiropā, un rezultāts šai aptaujā ir tāds, ka ebreji jūtas arvien nedrošāki. 86% to norādīja. Un kas ir noticis? Eh, nekas nav darīts un uh, ebreju uh, svētkos Jomkipūr notika uzbrukums, sinagogai tika nogalināti divi cilvēki, izdevās uh, no, uh, izvairīties no vēl lielākas, uh, lielāka slaktiņa. Un tagad ir uh, pēdējais brīdis atgādināt dalību valstīm, ka nepietiek vienkārši pieņemt lēmumus, ir jārīkojas. Un uh, Austrijā ir aktīva sadarbība ar policiju šai jomā, un Halles notikumi nekādā gadījumā nedrīkst atkārtoties, un tas ir jānodrošina visām dalību valstīm. Paldies! Tagad vārds Kester kungam, sociāldemokrātu grupas vārdā. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, nacistu terorists Hale ir uh, sarīkojis uh, uzbrukumu uh, sinagogai, nogalinot divus cilvēkus. Uh, ebreji dzīvo ar vien lielākā nedrošībā. Arī manā pilsētā Dortmundā ebreji saskaras ar antisemitismām, semitiskām klišejām. Dortmunda ir uh, noticis uzbrukums pagājušajā gadā kādam vīrietim, tādēļ, ka viņam bija galvā kipa. Uh, un arī universitāte. Uh, uh, arī studenti, atsevišķi studenti izsaka apvainojumus uh, pasniedzējiem, uh, saucot viņus par ebrejiem. Un ir arī publicēts uh, raksts uh, presē par to, cik uh, ir uh, līdzjūtēju Hatles uh, teroristam uh, valsts drošības dienestos Vācijā. Un jānosaka, ka šī stratēģija ir sistēmiskas. Uh, uh, ietekme, uh, sistēmiskas sekas, un ir runa uh, ne tikai par uh, ebrejiem š, mēs visi varam kļūt par uzbrukuma upuriem, un mums ir visiem apņēmīgi jāvēršas pret šādām parādībām. Paldies! Tagad uh, vārds uh, Bērskundzei no Reģņu grupas. Priekšstādātāji godā tie kolēģi Halles notikumi, eh, teroristu uzbrukumi Eiropā mūs eh, vienkārši satriec. Un tas ir eh, nepieņēmami, ka jau gadiem antisemītisms Eiropā arvien vairāk izplatās. Un, uh, piemēram, uh, Izrēlai naidīgā SPD kustība tiek uh, saukta par uh, miermīlīgiem protestiem, bet arī skolās tiek izplatītas antisemītiskas sazvērestības teorijas un eiro barometra pētījumi liecina par to, ka ebreji uh, to uztver par problēmu un uh, uh, ir jāapsargā sinagogas. Sinagogas ir vairāk apdraudētas nekā baznīcas un mošejas, un tādēļ policijai tās ir jāapsargā. Jautājums, ko, ko mācās jaunieši skolās? un vai netiek aizmirsta otrā pasaules kara katastrofa, kā mēs reaģējām uz uh, antisemitiskiem gadījumiem un stereotipiem, un kā tas var būt, ka ebreji vairs nejūtas droši un brauc prom no Eiropas. Tas ir absolūti nepieņēmami. Skolā ir jārunā par šo un eh, par eh, ebreju tautas dzīvi un ir jāmāca eh, jauniešiem izmantot internets un jāveido partnerības ar ebreju organizācijām Eiropā. Un mums ir jāsaprot, ka antisemītisms apdraud mūs visus, un mums ir jāaizsargā mūsu Eiropas kopējās vērtības, jācīnās pret antisemītismu, neatkarīgi no tā, kāda ir izcelsme, vai tas ir labējais, kreisējs vai uh, reliģiskais uh, antisemītisms. Un mums ir uh, jārīkojas apņēmīgi, jāsadarbojas un arī jārīkojas šeit Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Tagad Kavacīnī kungs no zaļajiem. Kundze. Godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi mūsu acu priekšā vēl stāv uh, asiņainā šaušalīgās ainas no Halles uzbrukuma. Uh, divi cilvēki gāja bojā, divi e, ievainotie izdzīvoja, kā var nogalināt citus e, e, cilvēkus, ebrejus, migrantus un kā tas var notikt Eiropas centrā. Šis bija antisemitisks un rasistisks uzbrukums, tas bija vērsts pret mūsu Eiropas sabiedrību, pret mūsu Eiropas vērtībām. Un ir skaidrs, ka šis noziedznieks nebija nav viens izolēts gadījums, arī kas uh, eh, Kemnīcas notikuma par to liecina arī Lepenas naida tirādes. Un uh, Valters Līpka tika nogalināts uzbrukt cilvēkiem, kuri nesā uh, eh, kipas un arī šajā parlamentā tiek kurināts naids pret uh, minoritātēm, un tas rada tādu gaisotni, kurā uh, labējie uh, noziedznieki vairs nebaidās. Un šādi labējie spēki ir uh, terorisma politiskais spārns. Mums ir jācīnās pret jebkuru antisemītismu un rasisma formu ar izglītību, eh, izglītošanu, bet arī izmantojot kriminālu tiesiskus līdzekļus. Un tas, kas noticis, ir Hallē, ir uh, Eiropā ļoti aktuāls notikums, jo labējie apvienojas visā Eiropā un mums ir uh, aktīvāk jādarbojas mūsu izmeklēšanas iestādēm, slepeniem dienestiem un uh, jācīnās pret plaši izplatīto labējo ekstrēmismu un terorismu un mums ir jāapvieno uh, spēki cīņā pret uh, ekstrēmismu gan ielās, gan darba vietās, gan šeit parlamentā. Mums visiem kopīgiem spēkiem jāaizsargā mūsu Eiropas vērtības. Paldies! Tagad vārds meitenkungam no ID grupas. Priekšsēdētāji Hallē ir noticis šaušalīgs un pretīgs noziegums. Ir eh, bojā gājuši divi cilvēki, būtu bijis vēl vairāk bojā gājušo, ja uzbrucējs būtu iekļuvis sinagogā. Eh, sin, šis eh, noziedznieks ir Eh, pret eh, mūsu vērtībām. Mums jāatzīst, ka eh, šāds ekstrēmisms ir bīstams un ir jāapkaro. Bet valsts nedrīkst paciest nekāda veida ekstrēmismu, ne labējo, ne kreiso, ne islamistisko, nekādu ekstrēmismu nepietiek ar piemiņas uh, rituāliem un nožēlošanas nožēlas paušanu. Visas sinagogas Jom Kipur svētku laikā bija jāaizsargā. Arī Hallē tas tika lūgts, bet netika nodrošināts. Ja uh, sinagogas uh, durvis nebūtu bijušas tik izturīgas, tad mūs būtu piedzīvojuši tādu traģēdiju kā Kraist Čērčā. Un uh, Tagad mana partija tiek vainota uh, savu vainu, viņi cenšas uzvelt citiem pret ebrejiem un Izrēlu vērstu antisemītismu šobrīd īsteno kreisie. Tieši jūs, kreisie un zaļie, esat tie, kuri atbalsta Vācijas uh, pret Izrēlas balsojumus. ANO. Un jūs esat tie, kuri piešķir Eiropas Savienības līdzekļus ANO palestīniešu atbalsta tiklam, kas finansē teroristiskas organizācijas. Ja mēs eh, reiz nonāksim pie varas, tad mēs konsekventi aizsargāsim eh, ebreju līdzpilsoņus, to, ko jūs nespējat nodrošināt. Mēs esam Izrēlas eh, draugi, ebreju draugi, jums tas ir jāsaprot, kaut arī jūs mūs apvainojat nacismā, tas ir pretīgi un riebīgi. Paldies! Paldies! Kolēģi, atvainojiet, bet eh, pirmajā raundā, kad uzklausām eh, politiskās grupas, eh, zilās kartītes jautājumus nevaram pieņemt. Tas būs pēc tam. Vilalbas kundze no EKR lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, deputāti. Grupa un delegācija, pie kuras piedara, vienmēr ir bijusi no nu, pirmajiem, kas ir pret antisemītismu, bet eh, atšķirībā no citiem šeit esošajiem mēs esam pret jebkāda veida diskrimināciju etniskās piedarības, dzīmuma vai ticības dēļ. Eh, un mēs arī domājam, ka nevar būt negatīvā diskriminācija pret Eiropas nācijām. Mēs ticam individu un personas cieņai, nevis eh, kaut kādam kolektīvu eh, cīņām, eh, kurās tā patīk sociāldemokrātu konsensa partijām. Un te atkal ir centieni traģisku faktu mm, notikumu sinagogā padarīt par ko citu. Jūs izmantojat uzbrukumu, ko visi nosodām un noraidām, lai manipulētu ar sabiedrisko domu un censtos deleģimitizēt politiskos viedokļus uh, Un eh, tāpēc eh, šīs dienas debašu tematiem vajadzēja būt eh, vienkārši vardarbības no mm, draudiem, nevis tieši labējos vardarbības mm, draudiem. Un nu, tad padomāsim par tām vietām, kur vispār nevar nemaz doties, un labāk atcerēsimies arī, ko Vācija Vācijā tika ieteikts eh, kipu nenēsāt eh, sabiedriskās vietās, Ungārijā polijā nekas tāds netika ieteikts. Un, ja jūs vēlaties cīnīties ar vārdarbību, ar ekstrēmismu, tad eh, nosodiet to, kas notiek šajās dienās manā pilsētā Barcelonā, kas ir kļuvusi par pulveru mucu mm, separātistu vardarbības dēļ. Lielas paldies! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes in der Aussprache. Lielas paldies, godātais kolēģi! Tagad Mišēlsa skundze goe vārdām. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Vācijas lielā problēma ir uh, tas, ka Aušvica ir kā mērlente uh, naidām pret uh, ebrejiem, un viss, kas ir mazāk, tas tiek uh, izlaists cauri. Nekad tas nedrīkst atkārtoties, tā ir tagad tikai frāze, un žurnālists Šneiders to rakstā laikrakstā Divelt. Pēc uh, Halles uh, nozieguma tiek runāts par izolētu noziedzinieku un Anegrēta Kampa Karembauer runāja par uh, trauksmes uh, signālu, kaut gan pēc tā, kas ir noticis Parīzē, Briselē, arī ir bijuši procesi pret NSA organizāciju, joprojām tiek runāts par izolētiem noziegumiem, arī pēc uzbrukuma Dortmunds mušajai. Un tagad uh, politiķi, kur runā par uh, pēkšņiem trauksmes signāliem laikām gadu desmitus ir gulējuši. Un, un diemžēl, antisemītisms nekad nav no sabiedrības izzudis. Un, uh, tagad arī tiek uh, nosodīti antifašisti sabiedrībā, kā mēs to dzirdējām no Mētena kunga, un politiķi neredz, kas notiek labajā pusē, viņi uh, ir uh, labā acs akla. Gal, labējam ekstrēmismam un antisemītismam ir daudzas, daudzi cēloņi, arī respekta uh, trūkums un tā tas turpinās jau uh, gadiem, un uh, mēs varam redzēt uh, arī Meitenkungu kā piemēru. Tiek uz ielas kurināts naids, un tas viss grauj mūsu demokrātiju, un mums ir ilgspējīgi jācīni, jācīnās pret Uh, rasismu, antisemītismu un ne tikai internetā. Ir nepieciešams jā, vairāk uh, līdzekļu, lai uh, veicinātu izglītošanu, integrāciju, un mēs esam to parādā arī upuriem un ne tikai. Paldies, kolēģi! Tagad Lagos kungs pie frakcijām nepiedarošiem deputātiem. Bez mikrofona. The, the translator cannot hear you. Thank you. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας... Liels paldies! Es iesākumā vēlētos um, norādīt, ka pirms dažām dienām notikušais ir nosodāms, bet manā rīcībā nav daudz laika. Vēlētos uh, atgādināt, ka nevajadzētu aizmirst to, ka ja ir kāda reliģiskā grupa, kas tiek vajāta pēdējos gados, tie ir kristieši. Uz mani atstāja iespaidu to, ka parlamentā mēs par to runājam. Kad pavisam nesen notika debates par rezolūciju, lai nosodītu pret kristiešiem vērstu vajāšanu tuvajos austrumos, uh, un Sīrijā. Mēs eh, nevaram izvēlēties, kam pievērst vairāk uzmanības, kam mazāk. Fakti ir tādi, ka tiek vajāti kristieši, un ir fakti, kas netiek apšaubīti. Manā valstī ir notikuši uzbrukumi pret 174 baznīcām Vairāk kā tūkstots kristiešu kulta vietas Francijā cietušas arī Vācijā. Kāpēc mēs runājam par antisemītismu, bet ne par antikristianismu, jo deputātiem būtu jārunā par visiem jautājumiem. Kāpēc noteikti uzbrukumi pret eh, noteiktu reliģisko grupu, kas, protams, ir nosodāmi, tiek apspriesti, bet citi savukārt nē. Manā valstī saskaņā ar Eiropolu ziņojumu manā valstī notiek galēji kreiso vardarbīgi uzbrukumi. Neaizmirsīsim šos svarīgos elementus. Lielas paldies! Tagad Nībleres kundze no ETP. Paldies priekšsādātāji komisāru kungs, godātie kolēģi. Pateicamies vispirms par to, ka ir sarīkot šodien debatas par uh, pieaugušo antisemītismu un rasismu Eiropā. Uh, Mēs zinām, ka uh, uzbrukumā uh, Halles sinagogai tika nogalināti divi cilvēki. Mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu ebreju dzīvības uh, Vācijā un ne tikai Vācijā, bet visā Eiropā, jo uh, daudzās Eiropas uh, pilsētās galvu paceļ antisemītisms, neonacisti maršē pa pilsētu ielām, skandē antisemītiskus lozungus un rāda fašistiskus uh, žestus. Uh, mēs uh, Briselē uh, starptautiskajā holokausta piemiņas dienā atzinām, ka uh, šī parādība skar ne tikai Vāciju, bet arī citas valstis. Mēs nevaram pieļaut, ka naids pret ebrejiem kļūst par realitāti Eiropā, ka ebreji vairs nejūtas droši Eiropā. Mums ir jāuzsāk jauna Eiropas iniciatīva pret antisemītismu un labējo ekstrēmismu terorismu. Tie, kuri kurina naidu internetā, tiem ir jārēķinās ar eh, sekām, un mums ir jāsauc vārdā tie, kuri kurina naidu, jānosauc arī tās eh, partijas, un Mēthana kungs jau uh, te izteicās, ir taisnība, ka jācīnās gan pret lebējo, gan kreiso ekstrēmismu. Uh, bet ir uh, kauns, uh, ka viņa paša partijas biedri uh, noliedz šādas parādības. Paldies! Nākamā runā Inzirs Kunze no sociāldemokrātiem. Högerekstremismen är... Eiropā kaut kas ir sapuvis. Anī, antisemītisms progresē vairākās Eiropas valstīs. Mēs uh, redzam, ka ir arvien vairāk vardarbības un terorismu no baltajiem ekstrēmistiem. Un tas saistās ar to, ka labai ekstrēmisti tiek uh, uzskatīti par normu un šādas politikas arī. Šajā parlamentā ir cilvēki ar šādu redzējumu. Kā jūs pieminējāt, tad uh, no vārdiem tiek pāriets pie darbiem, pie vardarbīgiem darbiem. Halles uzbrukums bija uzbrukums demokrātijai kopumā. Vardarbība un terorisms no galēji labējiem ekstrēmistiem nav nekas jauns Eiropā. Arī 1980. gadā Barcelonā mēs to redzējām, arī Jaunzēlandē. Mēs redzējām Eiropu drupās, kad uh, galēji labējie nonāca pie varas otrajā pasaules karā. Vairākās valstīs, tostarp apvienotajā karalistē, labējās pārna ekstrēmisti ir visvairāk augošais draudz. Eiropol savā ziņojumā eh, ziņojuma, ka arestu gadījumu pieauguma par eh, šādu ekstrēmismu pieaug trešo gadu pēc kārtas, un mēs eh, visi redzam vienu un to pašu, bet eh, dažādās formās. Cilvēki uzbrūk tiem, kuriem ir atšķirīgs politiskais viedoklis, vai arī sievietēm, ebrejiem. Eiropai ir jāiestājas pret to, pret uh, šiem naida uzbrukumiem, kas uh, valstīs tiek vērtēti atšķirīgi. Līdz ar to ir atšķirības starp uh, noziegumu skaitu un to par noziegumu skaitu, kas tiek uh, ziņots. Ir jāstrādā ar pakalpojumu sniedzējiem, lai cīnītos pret naidu tiešsaistē. Mums ir jāaptur šī um, spirāla un jācīnās par labāku Eiropu. Paldies, tagad vārds uh, Körner kungam. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. E, uh, Hale un Eiropā uh, tiek uh, jau gadiem uh, cilvēki nogalināti, to dara ekstrēmisti, galēji labējie. Uh, tagad tiek ierosināts aizliegt datorspēles vai vākt vēl vairāk datus, ierobežot pilsoniskās brīvības, bet visi šie pasākumi nebūtu novērsuši Halles traģēdiju. Un uh, policijai būtu uh, bijis jārīkojas tādēļ dalību valstīm ir jāpiešķir atbilstoši līdzekļi, lai policija varētu labāk strādāt. Bet uh, jebkurš antisemitisks uzbrukums Eiropā ir uh, valsts nespēja pildīt savus uzdevumus. Un um, tas, ko teica Methena kungs, ka antisemītisma pieaugums ir saistīts ar uh, migrācijas pieaugumu, absolūti neatbilst patiesībai. Policijas dati liecina pretējo. Ir pieaudzis antisemītisko nodarījumu skaits, jā, arī imigrantu skait, skaitā, bet ne tikai ir pieaudzis vēl vairāk galēji labējo noziegumu skaits un mums ir tādēļ apņēmīgi jācīnās pret labējo ekstrēmismu. Paldies! Nākamā uzstājas Kunkis kundze no zaļo grupas. Hatet mot judar fin. Paldies. Naids pret ebrejiem. To var redzēt visur, pat šeit. Pat mm, tad, ja tiek eh, celtas sienas. Halles eh, uzbrukums ir antisemītisma izpausme. Mums vajadzētu par to kaunēties, ja domājam par to, kādu vēlamies redzēt Eiropas Savienību. Tomēr daudziem tas nebija pārsteigums. Gatavība iestāties un aizstāvēt cilvēkus, lai viņi varētu dzīvot kā vēlas, būt brīvi, šī brīvība nav tikusi nodrošināta. Hallē tā netika nodrošināta. Mums ir jāpieliek punkts labējā spārna ekstrēmismam. Mums ir jāparedz preventīvi pasākumi, lai tie stātos spēkā vēl pirms eh, notiek uzbrukums. Un mēs zaļie vēršamies pie komisijas turpināt aicināt dalību valstis, uh, vairāk strādāt pie prevencijas un novērš šos uzbrukumus. Arvoisa puhemies, kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet. Priekšsēdētāji, visi vardarbīgie ekstrēmistie kustību gadījumi ir milzu drauds, un mēs nosodam tikai uh, labējo spārnu. Kamdēļ tā? Nu, vai Eiropas Savienība nevar pieņemt patiesību? Statistikas dati rāda to, ka vārdarbīgi ekstrēmisti, kas ir no labājā spārna, un islamisti ir galvenais drauds Eiropai. Un kārtējo reizi ebreji kļūst par upuriem, un viņiem pat reizēm jādodas projām no noteiktām valstīm. Uh, Vardarbīgi islamisti ir vislielākais draudz, un tas ir tamdēļ, ka imigrācija netiek kontrolēta. Ebreji ir pelnījuši visu mūsu atbalstu. Kāpēc mums vispār ir jārisina šādas lietas šajā plenāra sēdē? Mēs ejam pa ļoti šauru un bīstamu ceļu ja mēs veltām savu laiku tam, lai nosodītu tikai vienu daļu no ekstrēmisma. Preznodemska kungs no EKR grupas. Dziękuję bardzo. Mord w Hale jest. Paldies priekšsādātājiem. Tas, kas notika Halē, ļoti labi parāda to, kāds ir šis antisemītisma kauna mērogs ne tikai Vācijā, bet arī Francijā. Šobrīd uh, labāk neteikt ne Parīzē, ne Berlīnē, ka esat ebrejs. Un eh, nevar teikt, ka tāda pati situācija ir visur. Es domāju, ka Vācijas kolēģiem īpaši vajadzētu pievērsties situācijai viņu valstī, jāatgādina par uh, tām slepkavībām, kas notika, uh, ka mm, notika pretošanās nacistu režīmam ir eh, liela radikalizēšanās ne tikai labējā, bet arī kreisajā spārnā. Vācijā akadēmiskā un pētnieciskā izpausmes brīvība tiek kavēta. Tas arī skar mūsu kolēģi Berntu Luku. Francijā ļaunprātīgi tika izmantota vāra eh, pret eh, dzelteno vēstu protestiem, kas izgāja ielās. Un kad mēs redzam cilvēkus izējam ielās, ja viņi piedalās uh, protesta akcijā, un tas tiek eh, vardarbīgi mm, ierobežots, bet eh, mm, Frans Timermans eh, par to neuztraucās, viņš tikai runā par seksuālās izglītības jautājumiem. Urbāns Krespo, priekšsēdētāji, mm, labējo ekstrēmistu pieaugums ir liels draudz, kas Ehm, saistās ar vislielākajām bažām Eiropā, bet ir vēl viena lieta, ka mm, te tiek izmantoti priekšlikumi no labējiem, un pat lielās pārtīs no neoliberālās koalīcijas izmanto to Katalonijā, Francijā, Vidusjūrā. Eh, beigās eh, tiek mm, eh, ierobežotas tiesības un samazinātas iespējas, tādējādi dodot ceļu labējiem. Mēs eh, piedzīvojam tādu situāciju, kur tiek apdraudēta demokrātija. Un šajā kontinentā demokrātija tika aizstāvēta un aizsargāta jau kopš antifašismu. Un nepietiek šobrīd mm, pārcelt Franko mm, mirstīgās atliekas, bet viņš ir jāiznīdē no eh, mm, šīm institūcijām. Bet šeit ir jācīnās pret labējiem grupējumiem, neaizmirstot, neatkarīgi no saīsinājumiem, aiz kuriem viņi slēpjas. Uh, Un vēlreiz ir jāizsaucās, tas nevar notikt, tas neizies cauri. Tagad vārds Foksas kundzei viena minūte. Hallo is horrific. Uzbrukums Halē ir šausminošs, vienkārši šokējoši, e, ka tik daudzi cilvēki, kas svin šos svētkus, ka ir tik daudzas e, ebreju iestādes, kas tagad ir jāaizsargā vai kam ir vajadzīga aizsardzība. Bet mums nevajadzētu vienkāršot šo lietu. Nevar teikt, ka antisemīti ir tikai ekstrēmi labējie. Es gribu teikt, ka mums arī Lielbritānijā ir ekstrēmi kreisie, kas ir antisemīti. Diemžēl tas tā ir. Un es to nesaku, lai šeit sarīdītu labējos un kreisos vai norādītu ar pirkstu, kas ir vainīgs. Vienkārši es esmu godīga. Un arī ārkārtīgi uh, liela vēlme kaut kā apkarot šo te tā vienkāršotā veidā, bet es gribētu aicināt Vācijas iestādes un arī attiecīgās valstis neaicināt ieviest kaut kādus aizliegumus, brīvās runas ierobežojumus. Naida runas apkarošana, varbūt tas ir tas, ko uh, dara Eiropas Savienība, bet to nevienmēr dara brīvību mīlošie cīli, uh, cilvēki. Uh, Un es negribētu arī, ka šeit mēs saucam par naidu runas kurinātājiem tos, kas eh, varbūt jums nepiekrīt. Un izrādās, ka daudzi no tiem, kas tiek saukti par slepkavām un tā tālāk, tie īstenībā ir brīvību mīloši pilsoņi, kas cīnās pret dažādu, eh, dažādu veidu antisemītismu un diskrimināciju. Zahra Lehoskungs uz, eh, no PPP grupas. Paldies, paldies par debatēm, ļoti atbilstošas debats, kas ļauj mums eh, paraudzīties uz eh, noziegumu izdarītājiem un arī upuriem. Un, kad raugamies uz upuriem, tad atkal eh, saskaramies ar antisemītismu un ebreju fobiju, kas ir šī noziedzīgā impulsa sākne. Protams, var runāt par ekstrēm labējiem mm, un Mm, tur ir runa arī par džihādismu un islāmismu, un uh, viņi padara antisemītismu par kopīgo lietu, un tad nu nonākam pie tādiem uh, izteikumiem, kas izskan, un kad īpaši jāpiemina holokausta noliekšanu un banalizēšanu, kas noved pie vardarbīgiem aktiem. Uh, Klusēšana vienmēr ir bijusi eh, antisemītisma sabiedrītais, kad kā arguments tiek eh, minēts tas, ka neko neredzējām, nedzirdējām, nemanījām, bet eh, tagad mēs gan zinām, gan dzirdam, gan arī redzam, ka uh, antisemītisms eh, turpina virzīties uz priekšu, un pret to ir jācīnās. Eiropā mēs zinām to, ka tad, kad antisemītisms eh, nostiprinās, tad var nonākt pie eh, traģēdijas, un notiek Eiropā ebreju mm, emigrācija. Es vēlos norādīt to, ka Spānijā pateicoties uh, Tautas partijas iniciatīvām pēdējo četru gadu laikā vairāk kā 31 tūkstoši sefardī ebreju saņēmuši Spānijas pilsonību. Viņi ir pēcteči tiem, kas eh, tika izraidīti, padzīti 1492. gadā, un tas ir žēst, ka viņi tiek atzīti kā spāņi un kā eiropieši. Paldies, tagad vārds eh, Biedron kungam. Paldies, priekšstādātāji. Šajās debatēs mēs esam dzirdējuši pieminam Aušvicu. Manā valstī atradās šī koncentrācijas nometne, ko bija izveidojuši nacisti, bet šī uh, koncentrācijas nometne nesākās ar krematoriju, viss sākās daudz ātrāk. Kad mēs, eh, kad tiek aizdedzināta sinagoga, mošeja, kad tiek notiek vēršanās pret neaizsargātiem migrantiem vai kad tiek aizdedzināta patvērumu meklētāju mītne mūsu vidū ir partijas, kuru līderi vēršas pret migrantiem, un viņi inficē mūsu sabiedrību ar šiem naida iedīgļiem. Un uh, tiek veidotas no LGBT brīvās zonas. Uh, uh, Gdaņskas nogalinātā mēra uh, atraitne ir mūsu vidū. Adamoviču nogalināja tādēļ, ka viņš uh, pieprasīja pārtraukt vajāšanu pret cilvēkiem, kuri palīdzēja migrantiem. Toreiz neviens nereaģēja. Tagad viņa atraitne ir kļuvusi par deputāti. Es pārstāvu valsti, kura uh, ir solidaritātes uh, uh, dibinātāja, un es aicinu izrādīt solidaritāti, un mums ir jāsauc vārdā īst uh, lietas, pirms ir uh, izveidota jauna Aušvica. Paldies, tagad vārds Farengs kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms divām nedēļām uh, kāds vīrietis sāka šaut uz sinagogu, Jonkipur svētku laikā šīs uzbrukums 35 minūtes tika pārraidīts internetā. Un pat, ja tika izteikts brīdinājums, šie, šie video materiāli izplatījās internetā. Mēs aicinām uh, rīkoties Eiropas līmenī uh, attiecībā uz šāda satura izņemšanu no uh, interneta, jo pašreizējie ja tiešību akti nav pietiekami o, efektīvi. Ir jāpātrina šāda satura izņemšana no platformām un nedrīkst tā e, pieļaut, ka ekstrēmistisks saturs e, tiek atzīts par nekaitīgu. Mums ir jāvēršās pret ļaunuma saknēm jau skolās, universitātēs Un arī tādā veidā mēs padarīsim interneta lietotājus brīvākus un atbildītākus. Paldies! Tagad vārds Lagodinska kungam no zaļo grupas. Jau dienām cilvēki runā par uzbrukumu Hallē, cilvēki viens uh, ar otru runā īsti neieklausoties, tā it kā viņiem nebūtu nekāds sakars ar šo uzbrukumu un uh, it kā uh, to holokaustam nebūtu nekāda sakara un uh, arī piemiņas politika nebūtu saistība, un arī šodien tas tā izskans. Es pats kā ebreju kopienas dalībnieks, kā vācietis, kā eiropietis, es to nosodu, bet uh, ir jāatzīst, ka šāda parādība ir saistīta ar labējiem, bet arī kreisiem ir jārīkojas. Un tagad šīs debates uh, kļūst bezgalīgas un izveidojas tāds kā aburtais loks, vai aizliegt AFD vai nē, vai vērsties būt labējiem vai kreisiem. Un ja mēs neesam uh, atbildi atraduši, tad mēs esam atbildi parādā. Mēs it kā neesam vainīgi, bet mums ir nepieciešama šī atbilde un mums ir jābūt atbildīgiem par savu rīcību, par savas ģimenes, kolēģu rīcību. Mēs daudz ko varam. Mēs varam aizsargāt nevalstiskās organizācijas, kuri cīnās pret labējo un kreiso antisemītismu. Mēs Eiropā ir jāstiprina uh, ebreju organizācijas, jācīnās pret rasismu un visās dalība valstīs par kriminālu noziegumu jāatzīst naida noziegumi. Un arī komisijas jaunā priekšstādātāja var daudz ko darīt, parādot, ka uh, ļoti uh, izšķirošs uzdevums ir cīņa pret antisemītismu. Un jums ir uh, jāpieņem savā birojā persona, kas ir atbildīga par cīņu pret eh, antisemītismu. Tas būtu īsts jaunais sākums. Tagad Rivjērs kungam vārds. Paldies priekšsēdētā. 9. novembra uzbrukums Hāles eh, sinagogai apliecina, ka jau vairākus gadus eh, mūsu kontinentā ir atgriezies antisemītisms. Un mums ir jānorāda ar pirkstu uz antisemītisma saknēm un pret tām jācīnās. Šis teroristu uzbrukums uh, Uh, ir viens uh, 30 gadu ilgā ķēdē. Un Francijā uh, arī to veica islamisti, hiperkašer, uh, halimi un citi, arī anti cionismu sludina atbalsta daudzas arābu valstis un galēji kreisie Eiropā šo, šos lozungus atkārto veicinot antisemītismu. Tādēļ ir steidzami jāslēdz visas salāfistu mošejas Eiropā un arī diplomātiski jāvēršas pret tiem, kas uh, noliedz Izraēlas pastāvēšanas iespējas, un jāvērš arī pret galēji kreisajiem, kas atbalsta šādus uzskatus. Tagad vārds Raisenkungam no EKR. Run uzbrukumi Halas sinagogai Jankipuras svētkos Es domāju, ka tas skaidri parāda, ka antisemitisms ir eh, dzīvāks par dzīvu 2019. gadā, pat vēl spēcīgāks, jo skaitļi liecina, ka aizvien vairāk šādu uzbrukumu notiek, un tas ir tāds eh, kā monstrs, kam ir daudzi un dažādi aspekti - kreisie, labējie un, un vēl kādi citi. Es gribētu aicināt Eiropas komisiju cīnīties eh, pret šādu naidu, padarīt to par galveno prioritāti, lai mums būtu pietiekami daudz darbinieku un līdzekļu, lai cīnītos eh, un koordinētu savas darbības šajā jomā. Un arī dalību valstīm ir daudz aktīvāk jāvēršas pret antisemītismu, un mēs nedrīkstam vairs skatīties citā virzienā. Rego kundze. Jā, paldies. Noteikti ir uh, garš uzbra, u, upuru sārāks uh, Pāvils Īsjāts, Džo Koks, Karlos Palomino, Utojas Slaktiņš, um, uh, uzbrukumi uz ielām. Pirms četrām dienām neonācisti uzbruka jaunietim Barcelonā, viņu piekāva galēji labējo šī vardarbība nav atsevišķs gadījums, bet e, daudz par to tagad runā. Tas ir e, tādas ķēdes reakcijas rezultāts, kur sākas e, viss no viena posma un beigās ir tie, kas viņus mēģina atmazgāt, lai iegūtu vēlētāju balsis. Un ir naida rūna, uh, un pamatota vardarbība pret sievietēm, pret LGBT un tiem, kuri uzbrūk ielās. Un bēdīgi ir tas, ka tā vietā, lai par to nopietni domātu, mēs redzam, ka parlamentā un komisijā ļoti neatbildīgi tiek pieiets idejām, neonacismu, ar šādām e, izslēdzošām e, runām, un tāpēc arī bija e, šāds uz, nosaukums komisāram par Eiropiešu dzīvesveida aizsargāšanu, un kāds sens antifašismu cīnītājs teica, ka par antifašismu nerunā, bet pret to cīnās. Euh, Kolēģi, Jūsu diskusijas rezultātā deputāts vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemat? No, it was a blue card. You used the blue card, so if this is not a blue card, we continue. Ja tā nav zilā kartīte, zilās kartītes jautājums, tad mums jāturpina diskusija. Nākamajam uh, vārdu dodu Forman kungam. How? Tarpsaucieni no vietas, tas ir zilās kartītes jautājums. Lukārt, ok. Priekšstādātāji, jūs uzdevāt zilās kartītes jautājumu? Labi. Accepted already, so we can... Thank you very much. Tātad viņi pieņēma. Liels paldies! Es domāju, ka ir diezgan interesanti, kad es dzirdu to, ko jūs teicāt kā gejs un, un melnādāns mani ir saukuši par homofobu, rasistu, nacistu, eh, un to ir darījuši cilvēki, kas sēž otrā pusē. Es domāju, ka tas ir tā liekulīgi, ka jūs šādas lietas sakāt, un tas sadala sad, sabiedrību. Te nav runa par kopienu. Jūs sakat, ka Eiropa ir kaut kāda tāda vai šāda. Es domāju, ka šeit ir runa tiešām par īstu rasismu, par naidu, ko jūs radāt, un mēs to šajā pusē neatbalstām. Un es tāpēc gribētu aicināt paskatīties uz sevi un padomāt to, ko jūs sakāt, pirms jūs šādus vārdus ņemat vutē. Jo briesmas ir tādas, ka tad, kad īstie nacisti parādīsies, tad neviens vairs to nedzirdēs, un jūs vairs nevarēsiet viņus pareizi identificēt. The... 30 sekundes atbildēju, lūdzu. Tam nav sakara ar individuāliem jautājumiem, bet gan par politiskajām piedarībām. Tas, kas tiek diskutēts vai piedāvāts mm, no šādām grupām un no šādiem kolēģiem, bieži vien saistās ar to, ka pastāvīgi tiek pārkāptas cilvēktiesības, un tādējādi tas kaitē vairākiem cilvēkiem. Un eh, nav runa tikai par kādu personīgu konkrētu gadījumu, bet par politiskajām līnijām, politiskajām programmām, kas saistās ar politiskām organizācijām. Un, uh, ne jau katru individuāli. Protams, man personiskais gadījums arī man no, nosaka to, kā es izturos, bet te ir jautājums par to, kā rīkojās organizācijas, kas eh, runā par cilvēktiesību pārkāpumiem un to eh, sataisno. Also Erläuterung. Vēlreiz es paskaidroju. Tātad uh, zilās kārtītes jautājumām 30 sekundes, atbildēja 30 sekundes. Un es jūs uh, lūdzu ievērot šos laika ierobežojumus, citādi mums pietrūks laika debatēm. Lūdzu, tagad vārds nākamam. Uh, tātad, ja es pareizi sapratu no tulkojuma, uh, Eh, tika teikts, ka mēs atbalstot labējo terorismu. Tas ir klaišs apvainojums priekšsēdētāja. Es to tā nesadzirdēju. Uh, ļaujiet man lūdzu uh, runāt. Tātad mēs pārbaudīsim visu atbilstoši uh, stenogrammai un atbilstoši rīkosimies. Un tagad vārds Vandālenkungam pusotra minūte. Ah, Jā, kolēģi Van Dālen, tas bija jetzt mein Fehler. Äh, Van Dālen kungs atvainojiet, es kļūdījos, es äh, jau biju izsvītrojis no saraksta Formana kungu äh, un tādēļ es atvainojos un vārdu dod Formana kungam, kurš nepiedar pie politiskām grupām. Laikā, kad Slepkava šāva uz Halles sinagogas durvīm, man, kas arī ir mana gada svētākā diena, es stāvēju pie savas sinagogas Londonā ar ložu necauršaujumu vesti mugurā, palīdzot savai kopienai. Traģiski ir tā, ka ebrejiem pašiem ir jāaizsargā sevi pret uzbrukumiem vēl divas paudzes pēc holokausta, kurā izdzīvoja arī mans tēvs. Es domāju, ka antisemītisms ir ne tikai traips mūsu sabiedrībā, bet arī brīdinājums signāls. Kāpēc mums ir šāds antisemītisku uzbrukumu palielinājums. Es domāju, ka cilvēkiem ir negatīvas domas saistībā ar ekonomikas problēmām un tā tālāk. Kāpēc es pievienojos Brexit partijai? Tāpēc ne jau suverenitātes vai birokrātijas vai kā cita dēļ. Tāpēc, ka es redzu, ka Eiropa virzas pa nepareizu ceļu, ka tas apdraud Eiropu un ka mēs tagad esam kļuvuši par ekstremālāko Eiropu kopš otrā pasaules kara, gan pirmajā, eh, gan labajā, gan kreisajā pusē. Un šī varētu būt mana pēdējā uzruna, tāpēc ir jāsaprot, ka mēs šeit runājam par neatkarīgu valstu savienību, kas necenšas kaut kā iegrožot to cilvēku sapņus, kurus mēs pārstāvam. Tagad vārds Van Dālen kungam no ETP grupas pusotra minūte. Priekšsēdētāji. Pagājušajā vasarā pamatiesība aģentūra publicēja ziņojumu, un saskaņā ar šo ziņojumu šķiet, ka pēdējo piecu gadu laikā antisemītisms ir uh, izplatījies Eiropā, uh, šo incidentu skaits ir pieaudzis par 30% ebrejiem aizvien vairāk uzbrūk pēdējo 12 mēnešu laikā tikai tāpēc, ka viņi ir ebreji. Cilvēki saka, jums jābrauc prom no Eiropas. Un arī nesenais uzbrukums Halē vienkārši to apliecina. Šie skaitļi tiešām ir uh, biedējoši. Mēs turpinam runāt par demokrātiju, par uh, tiesiskumu un tā tālāk. Es domāju, ka komisijai, jaunai komisijai ir jāpadara antisemītisms par prioritāti. Dalībvalsts ir jāecina garantēt ebreju kopienu drošību un uh, nodrošināt arī attiecīgo aizsardzību. Visās izglītības programmās mums ir jārunā par holokaustu un er, ebreju vēsturi Eiropā. Un visbeidzot, jaunajai komisijai antisemītisms tiešām ir jāpadara par ļoti svarīgu jautājumu, kas nozīmē, ka komisijas priekšsēdētām ir jāpārliecinās, ka koordinētas darbības eh, tiešām notiek komisijas paspārnē un kontrolē. Paldies, Vārdas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu izteikt savu līdzjūtību visiem tiem, kurus skāra Halles uz, uzbrukums eh, sinagogai, jo īpaši to cilvēku ģimenēm, kuri gāja bojā, jo neviena vārda ne, ne, nevar izdzēst vai mazināt viņu ciešanas. Bet es zinu, ka visi parlamenta deputāti ir kopā ar jums. Nesenie teroristu uzbrukumi Hallē ir vēl viens šausminošs iepriekš izplānots uzbrukums eh, ebreju kopienai antisemītisms un labējā ekstrēmista apdraudējums eh, Eiropā aizvien pieaug, diemžēl. Francija ir ziņojusi par 74% pieaugumu, Vācija vairāk par 60% un Lielbritānijā par 10% pieaugumu antisemītismu ziņā. Un tas ir lielākais skaitlis kopš 1984. gada, kad šāda uzskaita tiek veikta. Pretterorisma novēršanas Programma ziņo par šokējošu 36% pieaugumu labējo kustību ziņā 2018. gadā. Es eh, pārstāvu daudzus ebreju vēlētājus eh, eh, Anglijas ziemeļu rietumos, un es zinu, ka mēs nevaram šeit salikt rokas klēpī. Labākais veids, kā cīnīties pret antisemītismu, ir starpkultūra dialogs, nulles iecietības politika un tā tālāk, jo īpaši attiecībā uz antisemītiskām darbībām un rīcību. Un esmu lepna to, par to, kas notiek Mančesterā, ka cilvēki apvienojas, eh, pamatojoties uz nedalāmām cilvēktiesībām, uz demokrātijas un plurālismu pamatiem, jo šiem vārdiem vienmēr ir jābūt mūsu kopējās Eiropas vīzijas pamatā. Mums ir jāmācās no kaunpilnās pagātnes, kas atved uz mūsu kontinentu tirāniju. Jo tie, kas aizmirst pagātni, tiem arī nav nākotnes. Paldies! Mums ir Divi zilās kartītes jautājumi. Pašlaik viens Formankungs. Vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Formankunga? Nē, es nepieņemu uh, zilās kartītes jautājums no cilvēkiem, kas netic cilvēktiesību platformai. Kolēģi, jā, tādas ir runātāja tiesības pieņemt vai nepieņemt. Tādas ir tiesības. Diemžēl mēs turpinam de debats. Bilbao Barandikas kundze riņū vārdā vienu minūtu. Paldies priekšsādātāji Janu un Kevīni ir ir eh, Halles uzbrukuma, uzbrukuma upuri. Ehm, Janai patika eh, popmūzika, viņai bija 40 gadi, Kevins bija mākslinieks, 20 gadi viņam bija un dzīve tika iznīcināta ar šāvienu, bet ir arī tāda vide, kas noved pie rīcības. Ir jānosoda antisemītisms un ekstrēmisms, bet jārunā arī par metodi. Uh, cēlonis ir neatbildīga personu runas, kas eh, zvejo balsis, ražojot mītu par citiem, tiem, kurus jānīst, ir jānovērš, jāizmeklē, bet ir jāatceras arī par to, kas pagātnē noved pie ekstrēmista. Jādomā arī par uh, metodēm, par būtaforiem, par tiem, kas tikai runā, neklausās, un mums jānāk uh, pie viņiem ar mieru, ar dialogu, ar plurālismu, empātiju, ka nav nekādu citu, mēs sadzīvojam ar citiem cilvēkiem, ar tiesībām, bet uh, ar par cilvēkiem, kā Jāna Kevinu, Mohamedu vai Salumu. Kolēģi Maģīt, 2 minūtes. Paldies, tagad Māgīda kungs, divas minūtes no zaļajiem. Dārgie draugi, mm, asalam leikum, es vēlētos sākumā eh, mm, paust eh, visdziļāko līdzjūtību uh, upuriem no ebreju kopienas, jo īpaši tie, kuri cieta no nežēlīgā um, asiņainā um, uzbrukuma hallē, un es esmu dusmīgs, esmu vairāk kā dusmīgs, tāpēc, ka mēs esam šeit, un dusmīgs, tāpēc, ka mums atkal jādusmojas, un cik tad ilgi reliģiskajām minoritātēm būs jākliedz pret Eiropas um, vienaldzīgo seju, jākliet stop, jā, jāpārtrauc um, galēji labo normalizāciju. Un uh, tas, ka tiek centieni uh, iegūt uh, vēlētāju balsis ar noteiktām metodēm. Un, uh, tiek uh, pamatotas uh, šīs robežas un militārie mm, iejaukšanās, un ar to jūs tikai apdraudat mūsu mm, pilsoņu, kas piedar pie ebrejiem un musulmaņiem dzīvības un uh, Eh, situāciju. Un šis uzbrukums ir uzbrukums mums visiem. Eh, tā ir ļoti mm, eh, naidīgi, vienaldzīgi politiķi, arī dehumanizācija notiek tiešsaistē. Mm, ir jācīnās pret katru naida noziegumu, tāpēc solīsim aizsargāt mūsu ebreju, islam ticīgo tiesības, uh, Uh, lai viņiem būtu tiesības lūgties un miermīlīgi dzīvot jebkurā pilsētā vai ciematā mūsu kontinentā. Paldies, Sekārdī kundze, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Uzbrukums Hallē un tā izdarītājs tika saukts par traku. Bet uh, tas kļūst arvien izplatīgāk. Vēl pirms dažiem mēnešiem tepat Strasbūrā mm, bija Izraels karogi mm, sporta stadionā un Itālijā ekstrēmi kreiso arī mm, bija manifestācijas un izpausmes. Un eh, š, te ir vairākas eh, puses šai lietai un pietiek eh, būt par ķilniekiem šādai situācijai. Mums ir jāmācās no situācijas, mums ir jāmācās no Izraels. Izraela sadzīvo ar terorismu un, un nekad nav atteikusies no savām vērtībām, no savām tradīcijām pretēji Eiropai. Terorisms ir uh, ikdienas cīņa ar visiem iespējamiem līdzekļiem, kā mums to parāda Izraela. Lielas paldies! Tagad Tomašas Sičas kundze, viena minūte. Politiskais mm, vai reliģiskais viedoklis, tāda atšķirīgums nav nekas jauns, bet bieži vien atšķirīgi viedokļi mm, tiem tiek uzbrukts. Ir uh, dziļas neapmierinātības sajūta noteiktās Eiropas grupās. Tas e, izpaužās visļaunākajā e, veidā, un mums tas būtu jānosūda. Uzbrukums Hallē kārtējo reizi atgādina par vardarbīgiem individiem un idejām, kas pastāv visā politiskajā spektrā, un tas ir vienlīdz nepieņemami un vienlīdz par to jācīnās segregācija kulta vietām Eh, bieži vien notiek dalību valstīs, un ne tikai eh, reliģiskās minoritātes no tā cieši, un ne tikai eh, ekstrēmi labējie uzbruk, arī kreisie uzbruk katoļu mm, kulta vietā. Mums par to atvērti jārunā šeit. Noziedznieks ir noziedznieks, un te nav jārunā par kādām atšķirīgām viņa iezīmēm. Paldies! Vārds Kīziljureka kungam, vienu minūti priekšsēdētātni. Diemžēl nerunā, nevaru runāt savā dzimtajā valodā, turku valodā šai parlamentā, kaut arī tā ir viena no tur, e, Kipras oficiālām valodām, bet es varu izvēlēties citu valodu un runāšu vāciski nacionālisms nozīmē vardarbību. Eiropas Savienības dibinātāji to skaidri zināja, un tādēļ viņi gribēja pārvarēt nacionālismu un izveidot pēc nacionālu apvienību. Diemžēl mēs konstatējam, ka Eiropā stiprinās nacionalistiskas tendences, nacionālo valstu egoisms bet mums ir jāsaprot, ka nacionālismā vardarbība tiek vērsta arī pret uh, uh, sievietēm, uh, tas ir antisemītisms, uh, galēji labējā vardarbība. Mums ir nepieciešama jauna uh, definīcija tam, kas ir mēs. Mums ir jā. Uh, mums ir jādomā par vienotu Eiropas Savienību. Priekšsēdētāji saka, ka ir laiks beidzies. Mums ir nepieciešams veidot kopēju izpratni par Eiropu un savstarpēju sapratni. Es zinu, ka viena minūte ir ļoti īs laiks debatēm, bet tagad vārds Radočovska kungam. Viena minūte pravicový extrémizmus je to najhoršie, čo mohol. Galēji labais ekstrēmists ir vissliktākais, ko cilvēks ir radījis. Mums ir jābūt objektīviem. Mūsu rietumu draugi no uh, vēsturiskā viedokļa ir galēji labējā un galēji kreisā ekstrēmisma radītāji, fašisma, antisemitisma, rasisma radītāji uh, ir izraisījuši divus pasaules karus, izdomājuši atombumbas un uh, īstenojuši genocīdu. Slāvu tautas, tā skaitā Slovāki, nav veidojuši šādu ideoloģiju, vienmēr esam pret šādām ideoloģijām cīnījušies. Un Eiropa neatzīst slāvu. Uh, tautu kultūru. Eiropai ir jābūt vienotai no Vladivostokas līdz Eiropas galējiem rietumiem, un līdz tam brīdim, kamēr tas netiks nodrošināts, pat visstingrākie pasākumi būs jāveic. Mēs esam visa uh, taisnīgākā tauta uh, pasaules tautu saimē, lepojos ar to, ka esmu Slovāks. Tagad vārds Šulcas kungam. Uh, vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godātājs komisārkungs, godātie kolēģi. Tas, ka mēs šodien runājam par Halli, Halli atrodas manā vēlēšana apgabalā Zaksija Anhaltā, tas ir ļoti skumjies jau esmu piecus gadus bijis uh, parlamenta deputāts, bet es būtu vēlējies, lai šādas debates nenotiktu. Pirms eh, divām nedēļām eh, notika eh, klusuma brīdis mūsu parlamentā, un visi mēs bijām satriekti Vācijā ir tūkstošiem ekstrēmistu labējie un kreisie ekstrēmisti, un daudzi uh, drošības iestādēm arī ir pazīstami, bet šo uh, slepkavu drošības iestādes nepazina. Bundestagā un federālo zemju uh, parlamentos uh, notiek uh, tagad debates, ko es agrāk uzskatīja par pilnīgi neiespējamā. Un, diemžēl, tas viss veido tādu auglīgu augsni, balstoties uz kuru kas rada iespējamu šādus noziegumus kā halē, un mēs nedrīkstam dot vārdu šādiem cilvēkiem. Un tagad vārds Rafaēlas kundzei. Komisāri, deputāti, mūsu debatēs eh, mēs jūtam līdzi upuriem un viņu mīļajiem. Labējais ekstrēmisms apdraud dažādas grupas mūsu sabiedrībā. No Kraisčēras līdz Hallei mēs eh, runājam par cilvēkiem, kas uzskata sevi par pārākiem dažādu apstākļu dēļ, piemēram, rase, dzimums un eh, uzskati, un mēs zinām, uz ko tas ved. Uh, labējās interneta platformas ļauj daudz vieglāk veicināt šādu naidpilnu uzskatu. Sociālajie mēdīji ļauj izplatīt šīs šausminošās idejas, un tieši tāpēc mums ir jāpieprasa atvērtība un sadarbība no šādām platformām un tehnoloģiju uzņēmumiem. Algoritmiem ir jābūt atvērtiem, lai mēs saprastu, kas virza šo informācijas plūsmu, ko teroristi izmanto savā labā. Es aicinu komisiju uh, piespiest lielos eh, tehnoloģiju uzņēmums un interneta platformas atklāt šo informāciju un nodrošināt caurskatāmību. Paldies, eh, Franci kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs. Šis antisemitiskais uzbrukums. Uh, Eh, hallē ir tikai pēdējais eh, šāds eh, notikums rasistisko un antisemitisko uzbrukumu virknē Eiropā. Um, arī uh, šo noziegumu uh, atbalstītāju un autori sēž šeit parlamentā, tiek kurināta mm, naids pret uh, minoritātēm. Uh, Eiropā, lai novērstu uzmanību no reālām sociālām problēmām, kam netiek piedāvāti risinājumi. Un tādēļ uh, ir, uh, tiek šķelta sabiedrība, cilvēki tiek sanaidnoti. Un mums uh, šādas situācija grauj mūsu demokrātijas pamats. Antisemītisms, antičigānisms, tiem nav vietas mūsu sabiedrībā. Mums ir uh, jācīnās pret labējiem uh, ekstrēmistiem visā Eiropā, jāvēršas pret labējiem naida kurinātājiem. Paldies! Tagad vārds Festa kungam. Paldies, labējais terorisms Eiropā rada briesmas, bet uh, mēs uh, nezinām, uh, kur ir meklējamas saknes konstitūcijas aizsardzības uh, birojs uh, vērš vēršas pret šādiem pasākumiem un NSU labējā grupējumā um, ir uh, bijuši sakari ar uh, drošības iestāžu darbiniekiem, bet uh, Uh, nav vairs tagad uh, skaidrs par šo partiju, kuri ir reālie partijas biedri un kuri ir iefiltrēti drošības iestāžu aģenti. Un tādēļ ir uh, Uh, nevajag, protams, par uh, zemu novērtēt labējā ekstrēmisma briesmas, bet ir arī uh, jādomā par to, kādu lomu šai procesā spēlē uh, valsts drošības iestādes. Paldies, tagad vārds šai bija kundzei. Vispirms vēlos uh, godināt Halles uh, atentātā bojā gājušo cilvēku piemiņu pēdējā laikā arvien vairāk uh, un naidīgākas runas uh, teica galēji labējie. Un Francijā Žulians Oduls uh, uzbruka vārdiem uh, kādai mātei, kura pavadīja savus bērnus uh, uh, pašvaldības apmeklējumā tikai tādēļ, ka viņai ap galvu bija apsiets lakats. Ereks Zemūrs, žurnālists, kurš jau ir notiesāts par nat, ras, nat, rasistiskā naida kurināšanu, arī aktīvi darbojās. Tie, kas ir galēji labējie, sēž šai zālē tieši pretī man. Uh, bet nevajag uzskatīt, ka viņu klātbūtne ir nekaitīga. Mums ir jācīnās pret naidu, parādot, ka mēs vēlamies dzīvot uh, mierīgi un daudzveidībā un viens otru atbalstam. Paldies tagad Ģiponu kundzei vārds priekšsēdētāji, komisārkungs. kungs 9. novembrī notika asiņains uzbrukums Hallē, tika nogalināti divi cilvēki, divi tika smagi ievainoti. Tas bija naida pilns uzbrukums ebrejiem Jukapur svētku laikā. 2018 gadā uh, uh antisemitismu uzbrukumu skaits ir pieaudzis par 14% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un uh, tādi izpaužas uh, antidemokrātiski centieni. Šie cilvēki uh, vēlas izslēgt uh, no sabiedrības atšķirīgos uh, 9 no 10 Eiropas ebrejiem uh, atzīst, ka viņi jūta antisemītisma pieaugumu savā valstī tiek veikti pasākumi, bet ar tiem nepietiek. Mēs nedrīkstam pieļaut nekādu iecietību pret naida izpausmēm. Uh, Es pateicos kolēģiem, kuri organizēja šīs ļoti nozīmīgās debates. Mums ir jāvēršās pret visām naida izpausmēm. Paldies! Tagad vārds Brājerkungam. Priekšsēdētāji. Naids pret atsevišķām cilvēku grupām un minoritātēm ir novedis pie tā, ka ir uh, vairāki cilvēki nogalināti. Visiem mums kopā ir jāvēršas pret šo naidu un nepietiek uh, vienkārši par aizdomās turētajiem pasludināt interneta lietotājs. Mums ir turpretī jāveido demokrātiskāka, atvērtāka, cilvēcīgāka sabiedrība bet uh, tagad atkal tiek izvilkti no atvilknes plāni visus uzraudzīt, likvidēt anonimitāti. Tas neko nedos. Mums ir uh, ilgtspējīgi uh, jāatbalsta arī finansiāli sabiedrības darbs, īstenojot derika, deradikalizāciju arī internetā, jāvēršas pret naida noziegumiem gan tiešsaistē, gan ārpus interneta. Un mums ir uh, Uh, jāvēršās pret šādām uh, masu uzraudzības programmām. Tā ir vienkārši līdzekļu iznie, izniekošana. Pretējā, ja mēs nerīkosimies, tad teroristi uzvarēs. Paldies, tagad vārds Sardonas kundzei. Siamo sicuramente tutti vicini alla comunità ebraica. Per... Mēs visi uh, līdzi jūtam ebreju kopienai pēc eh, notikušā halē. Mēs to nosodam un esam pret jebkādu veidu rasistisku vai reliģiozu vardarbību. Un tāpēc es domāju, kā tas nākas, ka Eiropa noklusē citus gadījumus. Eh, oktobra sākumā vīrietis nogalināja trīs eh, policistus un vienu ierēdni ar nazi. Tas ir ekstrēmā islāmisma gadījums, terora uzbrukums arī Mančestrā. Uh, Eh, tika sadurts cilvēks. Milānā, manā pilsētā, mm, septembra vidū arī bija uzbrukums ar nazi militāra personai, saucot Allah Akbar. Kāpēc mēs par to nerunājam? Eh, kāpēc eh, mēs to nepiesaucam par šādiem islama mm, fundamentālisma gadījumiem? Kāpēc mēs par to visu nerunājam? Uh, arī saistībā ar Turcijas iebrukumu Sīrijā Eiropai būtu jārunā par visiem šiem jautājumiem. Lielas paldies! Un Mr. Polkam. Jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs piekritīsiet atbildēt? Ja? Děkuji za udělení slova, děkuji za přijmutí mé. Jautājums. Liels paldies par doto vārdu. Ale pokládáte za dostatečné vyjádření?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 attiecībā pret cita veida ekstrēmismu. Atbilde bez mikrofona. Mic, not, Lūdzu, izmantojiet mikrofonu, pretējā gadījumā nevar iztulkot. Atbilde. Paldies. Politiskā kultūra ir tāda, ka netik daudz vārdi, cik darbi ir tie, uz kuriem jāvērš uzmanību, un es nē um, izšķiru eh, terorismu veidus. Terorismam nav noteiktas krāsas vai kādu citu iezīmi, un Eiropai jābeidz eh, tikai runāt, bet ir jāsāk arī eh, pievērsties darbiem. Tagad eh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Šeit nebūs iespējams uzdot zilās kartītes jautājumus, lai pēc iespējas daudz kolēģi varētu uzstāties. Un tagad vārds Adamovičs kungam viena minūte. Szanowna Pani Przewodnicząca, niedawne wydarzenia w Haiti. Priekšsādātājs kundze, nesenie notikumi Hallē kārtējo reizi parādīja situācijas nopietnību. Tas mūsos radīja sašutumu. Tas eh, nozīmē to, ka eh, mūsu sabiedrību grauž naidīgums. Un tieši eh, šī cīņa pret naidīgumu man lika iesaistīties politikā. Nav jau runa tikai par antisemītismu, rasismu, homofobiju vai terorismu. Runa ir par demokrātiju, ir jānovelk robeža starp eh, vārda brīvību, izpausmes brīvību un naida runu. Kā likumdevēja mums ir jānosprauž ambiciozi mērķi cīņai pret naida runu tiešsaistē un ārpus tās. Jāpraugās arī uz šīs naida runas sekām un ietekmi uz sabiedrību. Es vēlētos izcelt Mm, eh, šos argumentus balstoties uz personīgo pieredzi. Mēs visi esam atbildīgi. Tas jau izskanēja. Mēs nevaram viens uz otru pārcelt atbildību. Mums visiem jābūt atbildīgiem. Mēs varam celt sienas, saukt policiju, teikt, ka policija nav paveikusi savu darbu. Mēs varam arī celt sienas ap sinagogām un tempļiem, bet izglītība būs izšķirošām. Gonzālesa kungam vienu minūti. Yes. El, el, el extremismo violento de derecha. Eh, labējais ekstrēmisms, mm, kas izpaudās arī faktos pagātne, oktobrī Hallē tikai mm, parāda to, ka var būt gan islama, gan ebreji, gan LGBT, gan imigranti, gan citas grupas migranti, kas cieš no naida runas, bet nav eh, jēgas eh, parlamentā nāk klajā ar lielām runām par Eiropas vērtībām, ja mūsu pašvaldībās beigās notiek vienošanās ar labājiem pārtijām, kas beigās attaisno šādas situācijas. Un rētī šeit tie, kas nāk klajā ar lielām runām, beigās Spānijā slēdz vienošanos ar tiem, kas teica šādas runas. Mums ir jāveido Eiropa, izmantojot arī reģionus, pašvaldības, izmantojot Eiropas sociālo fondu visus kohēzijas fondus izmantojot, lai tos izmantotu kā prevenciju, jo bez tā mēs nevarēsim cīnīties pret naida runu. Mums ir jāizstāv līdzās pastāvēšana. Mums vēl ir laiks to izdarīt. Paldies! Tagad vārds uh, Ferēras kungam. Vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Galēji labājais ekstrēmisms, kas izpaudās Hallē, ir daļa no procesa, kas vēl notiek, kurā ekstrēmi labējie kļūst arvien populārāk, ir cēloņi un ir atbildīgie. Tas nav atsaistāms no eh, darbinieku tiesībām, no eh, demokrātijas jautājumiem. Šīs polit šīm politikām, kas tikai veicina kapitāla pieaugumu un sociālo nevienlīdzību eh, padziļināšanos. Mm, pati Eiropas Savienība ir tādā bīstamā situācijā, kas ir daļa no fašisma attaisnošanas, atmazgāšanas un tā, mm, tāda nožēlojams centiens minimizēt fašisma noziegumus un tādos brīžos tiek pilnīgi viss sajaukts, likts vienā katlā. Nav, var, nav iespējama iecietība pret šādām runām, kurām būtu jāpaliek vēstures malā. Paldies, Ulriha kungs, viena minūte. Paldies, Priekšsēdētāji komisārs kundze, protams, visas ekstrēmisma formas ir jānosūda, jānosoda. Un um, it īpaši, ja kāds uzbrūk uh, ģimenēm, bērniem, tad tas vispār nav iedomājams, bet tiek runāts par labējo ekstrēmismu tā it kā citas formas nepastāvēt. Kāpēc mēs runājam par džihādismu vai islāma ekstrēmistiem? Uh, kas uh, veic noziegumus Eiropā teroru uzbrukumos, un uh, to dara izsaucoties Allah Akbar. Ir tādas uh, vietas, kur pat policisti neuzdrošinās spērt kāju. Kāpēc jūs runājat tikai par galēji labējiem, par šo kustību, kas uzbruka dažiem no mūsu kolēģiem pret Slovākiju? Pagājušā nedēļā jaunai blogerei tika uzbrukts, tāpēc, ka viņa nepiekrita noteiktiem viedokļiem, kas tas par totalitārismu. Paldies Polčaka kungam viena minūte. Za udělení slova já chci vyjádřit svou hlubokou soustrast obětem. Paldies. Es gribēju paust savu līdzjūtību halas uzbrukuma upuriem labējā ekstrēmisma izplatība tiešām ir milzīga problēma Eiropā. Un nav īsti svarīgi, vai tas ekstrēmisms ir labējais vai kreisējais. Mums ir pamatiesība harta, kas ir saistoša visiem, un tā paredz ticības brīvību. Es gribētu, lai mēs paskatāmies uz to, kā tas reāli darbojas. Dažas ebreju grupas eh, baidās teikt, ka viņi ir ebreji. Piemēram, šeit pat Francijā daudzi jaunieši īsti nezina, kas ir holokausts. Mums ir cilvēki, kas apgalvo, ka holokausts pat nemaz nenotika, un viņi arī uzstājās ar lekcijām visā Eiropā. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Paldies! Vatno kungs pēdējais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Līdzīgi kā pārējie deputāti, arī mani šausmina uzbrukumi Hallē un arī citās vietās, un es paužu savu dziļāko līdzjūtību iesaistītām ģimenēm. Bet es gribu atgādināt parlamentam, ka pagājušajā mēnesī mēs runājām par atceres jautājumiem par to, ka mums ir vajadzīgs kopējs vēsturisks uh, naratīvs. Un kolēģis, eh, kas šeit pat sēž, Nikolais Fesks, norādīja, ka mēs esam aizmirsuši pieminēt holokaustu, un uh, viņš rosināja attiecīga panta iekļaušanu dokumentā. Uh, un šeit mēs uh, arī pieredzējām, ka daudzi deputāti to norādīja, to starp daudzi kreisie deputāti, un līdz ar to šis grozījums netika iekļauts. Kādu signālu tas sūta ka pats parlaments, Eiropas parlaments pagriež muguru holokaustu piemiņai. Mums ir ne tikai jārunā, bet mums arī ir jāpanāk, ka mūsu rīcība un mūsu uzskati ir svarīgi arī šajā parlamentā. Paldies! Un visbeidzot, pēdējai uzrunai, noslēguma uzrunai vārds komisijas pārstāvim. Priekšsēdētāji, godātie deputāti! Paldies visiem, kas piedalījās debatēs, kas ir ļoti svarīgs. Mums eh, būtu jānodrošina, ka šie jautājumi joprojām paliek mūsu uzmanības lokā. Arī daudzos citos gadījumos esam runājuši par antisemītismu un um, Nav nekādu šaubu, ka mēs kā komisija esam apņēmušies cīnīties ar šīm problēmām. Esmu par to daudz runājis ar kolēģiem Timermans un Jurovu, Un nav nekādu šaubu par to, ka jaunā komisija turpinās īstenot centienus cīņā pret antisemītismu un arī pret rasismu, ksenofobiju, ekstrēmo nacionālismu. Jo šāda rīcība ir pretēja mūsu kopējām vērtībām. Vienlaikus mums ir jāturpina centieni cīnīties pret vardarbību, pret ekstrēmismu, un debašu sākumā Es to teicu un arī saku tagad, ka šeit ir runa par vardarbīgu ekstrēmismu neatkarīgi no ideoloģijas. Labējā, kreisā, džihādistu ideoloģija. Un es šeit negribu nodalīt kaut kādus ekstrēmismus vai ekstrēmismu veidus. Mums ir jācīnās pret vardarbīgu ekstrēmismu kā tādu. Uh, Es piekrītu tiem, kas teica, ka mums ir jāpievēršas prevencijai, lai mēs novērstu radikalizāciju, kas beigu beigās noved pie šāda naida un vardarbības. Un tas ir jādara izglītības palīdzību, iesaistoties eh, darbā ar pilsonisko sabiedrību, eh, piemēram, pašvaldībām, skolotājiem, arī policistiem, eh, probācijas dienestu un cietumdienestu darbiniekiem, principā ar visiem tiem, kas ir šīs cīņas avangardā. Mums ir jāstrādā kopā arī ar sociālo mēdīju platformām, jo neatkarīgi no tā, vai tas mums patīk, šis tomēr ir tas līdzeklis, tas vektors, kas ļauj mm, izplatīt un, un veicināt šo naidīgo, nelegālo saturu. Nav jau tā, ka man ir kaut kādas problēmas ar šīm platformām. Tās vienkārši ļaunprātīgi izmanto, lai izplatītu šādu naida runu un nelegālu saturu. Bet mums ar šīm platformām ir jāstrādā. Vardarbīgais ekstrēmisms Hallē, par ko mēs visi šodien runājām, tas viss notika ar komentāriem angļu valodā. Tas tika paredzēts, lai nodotu vēstījumu visās mūsu valstīs un varbūt vēl tālāk, un šis vēstījums bija vardarbības un naida vēstījums pateicoties tam, ko mēs uzzinājām pēc Kraisčērčes, un tas arī tika īstenots, un kāds to arī debatēs minēja, ka tikai pēc pusstundas pēc šīs te dzīvās eh, straumēšanas eh, šie materiāli tika izņemti. Tātad šo te eh, reālāku straumēšanu redzēja varbūt neliels skaits cilvēku, bet tas neapturēja izplatīšanos. Šī informācija izplatījās dažādos kanālos, fórumos, sociālajos tīklos un tā tālāk, un šo saturu vēl joprojām var atrast, tāpat kā var atrast saturu no Kraisčērčas uzbrukuma. Tieši tāpēc mums ir jāatrod efektīvāks veids, kā mēs varētu strādāt ar sociālo mediju platformām, lai vērstos eh, pret šādu saturu un to izskaustu, jo tas tiešām piesārņo saindē prātus. Kā daudzi no jums, es uzskatu, ka mūsu spēks ir mūsu vērtībās, un mums ir jāatcerās, e, kas mums ir svarīgi cīnoties pret ekstrēmismu, naidu un vardarbību. Un šīs vērtības mums palīdzē, palīdzēs uzvarēt e, šajā cīņā. Paldies! Paldies, komisār kungs, līdz ar to pabeidzam debates par šo darba kārtības punktu un uh, Pārējām pie nākamā punkta komisijas paziņojuma seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā. I'm just looking at the title board. Yes. So we're on to next. Es uh, skatos uz ekrāna, un tur, diemžēl, ir uh, atspoguļots nepareizais darba kārtības punkts, bet mēs tomēr turpinām debatas. Godātie deputāti, parlaments ir aicinājis komisiju nākt klajā ar paziņojumu par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā. Es gribu jūs informēt, ka šādi tiesību akti šobrīd nav spēkā un komisija nekomendē likuma projektus, bet mēs varam tikai paust nožēlu par to, ka vispār ir nepieciešams rīkot šādas debats par šādu uh, tematu šovakar. Runājot par izglītības politiku, kā jūs zinat, 100 65 uh, pāns uh, uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību nosaka, ka dalība valstis ir atbildīgas par izglītības sistēmu darbības organizāciju, bet Eiropas Savienība veicina sadarbību starp dalību valstīm šai jomā. At, dzimumu izglītība ir uh, Uh, apmācības elements. Skolas uh, izglītības uh, tiešsaistes platformā School Education Gateway tā ir paredzēta skolotājiem, izglītības ekspertiem un ir šajā platformā uzsākta aptauja mm, skolotāju vidū par dzimumu izglītību, lai noskaidrotu viņu viedokli. Uh, un uh, šī aptauja turpināsies līdz 23. Uh, novembrim, un uh, aptaujas rezultāti tiks publicēti šai platformā. Runājot par kriminālu likumu. 83. pāns Eiropas Savienības darbības līgumā nosaka Eiropas Savienības Eh, kompetence ir cīņa pret smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, un tas ietver eh, sieviešu un bērnu seksuālo izmantošanu. Un uh, Uh, bērnu seksuālā izmantošana un bērnu uh, pornogrāfija ir noziegumi. Dalību valstīm ir jāveic atbilstoši pasākumi, tā skaitā arī izglītības apmācības pasākumi, lai samazinātu pieprasījumu, kas veicina visas bērnu seksuālās izmantošanas formas, tā skaitā organizēt kampaņas par uh, Uh, likuma pārkāpumu uh, sekām un par ilgtermiņa un īstermiņa kaitējumu, kas tiek uh, nodarīts šādos noziegumos cietušajiem komisija izmanto īstenošanas pilnvaras, kas tā ir noteikts līgumos, raugoties uz to, lai šīs normas tiktu atbilstoši īstenotas. Uh, un lai nodrošinātu, ka nacionālā likumdošana nav pretrunā ar direktīvas normām, vēršoties pret sieviešu un bērnu seksuālo izmantošanu. Liels paldies, komisāru kungs! Sāksim debates, un pirmā uzstāsies Lukačevskas kundze, pārstāvot Eiropas Tautas partijas grupu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es arī vēlētos norādīt, ka esmu pārsteigta par to, ka šajā plenārsēžu zālē apspriežam polijas eh, seksuālās izglītības eh, programmu, jo tādējādi ir iespēja pusauģiem izvairīties no nevēlamas grūtniecības. Seksuālā izglītība ir jāveic skolās. Un eh, pāvests arī bija norādījis, ka jādomā mm, par mūsu nākotnes mm, paudzēm. Es domāju, ka mm, beigu beigās šāda izglītība polijā ir kļuvusi par ļoti aizdomīgu. Jāteic, ka noteiktas personas, ja netiek mm, izglītotas, daži uzskata, ka tas palīdzēs viņus aizsargāt no pedofilijas. Tas tiešām ir kas nedzirdēts. Mūsu valdība ir pilnīgi uh, Mm, nedzirdīga mm, pret argumentiem pēc būtības. Tā rezultātā mm, arvien vairāk notiek saslimstība ar seksuāli transmisīvām slimībām, aids, arī agrīnas grūtniecības eh, meitenēm jaunākām par 16 gadiem. Ir eh, arī eh, pašnāvības gadījumi, jo pusauģi sasaudzas ar neiecietību un naidu. 13,000 jauniešu 2018. gadā Polijā cieta no seksuālās vardarbības. Un tikai ar seksuālo izglītību mēs varēsim parūpēties par to, lai jaunieši vēlāk sāktu dzimumdzīvi. Un tie ir tie instrumenti, lai varētu aizstāvēties pret uh, izvarošanas mm, mēģinājumiem vai mm, mēģinājumiem uzspiest to, ka dzimuma dzīve notiek ātrāk. Uh, te ir runa par uh, informāciju par kontracepciju un tā, tāpat arī nu, tā ir cīņa pret pedofiliju. Mēs nevaram pieļaut to, ka bērni polijā saņem uh, informāciju par seksualitāti e, tikai ar pornogrāfijas e, starpniecību, kas pieejama tiešsaistē. Biedrona kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un mēs esam 2019. gadā, bet tāda sajūta, ka debatējam par e, viduslaiku tematiem. Polijas eh, vadošā mm, partija piedāvāja eh, likuma grozījumu, kur mm, tiek kriminalizēts seksuālā izglītība. Un ir mm, tāds priekšstats, ka tas ir likuma projekts, ko diktē eh, pedofilu lobby, jo tā būs ēle upuriem un paradīze pedofīliem, jo šāds projekts kriminalizē jebkāda veida sārunu diskusiju par dzimumu izglītību. Ja eh, komisāra kungs nāktu klajā ar runu pēc tam, kad tiktu pieņemts likums Polijā, tad eh, viņš mm, varētu tikt notiesāts uz pieciem gadiem cietumsoda. soda. Mm, pat arī ārpus polijas esot, jūs varat mm, saņemt piecu gadu cietumsodu par mm, šādu, par izvarošanu vai arī mā, iekšējo vārdarbību mājās. Un, piemēram, kāds, kas publicētu video ārsts, piemēram, par kontracepciju. Vai arī stundā, piemēram, tiktu jaunieši iepazīstināti ar dzimumu izglītību, tad eh, šajos gadījumos eh, cilvēki varētu tikt saukti pie krimināla atbildības. Ja mēs nebūsim solidāri, ja mēs nebūsim pret mm, to, tad beigās mēs cietīsim. Un nu, nu, šī ideja ir tiešām viduslaiku cienīga un muļķīga. Tā tiešām nav nepieciešama. Liels paldies! Tagad eh, no Riņu Europa šī mečkas kungam vārds. Liels paldies! Es vēlētos norādīt, ka izmaiņas krimināla likumā Polijā. Uh, kas um, kriminalizē dzimumu izglītību, Polijā ir ne tikai piemērs ārkārtīgi ideoloģiskam un netik izcilam priekšlikumam, bet te ir arī pretruna ar moderno izglītību un tās principiem. Es uh, domāju, ka visai neiedomājam, ka 21. gadsimtā uh, skolotāji varētu nonākt uh, cietumā, tāpēc, ka viņi paskaidrotu, kā izmantot prezervatīvus. Uh, Un eh, Eiropā un eh, pasaulē valdības investē izglītībā, kas ir brīva no ideoloģijas un eh, bērniem sniedz zināšanas un kas palīdz viņiem tālāk dzīvē. Te notiek pretējais. Bērniem tiek atņemtas šādas tiesības. Šo likuma izmaiņu autori teica, ka tādējādi tiks aizsargāti bērni un pusauģi no seksuālās izvirtības. Beig beigās mēs varētu nonākt pie pretējas situācijas, jo bez atbilstīgām zināšanām varētu būt tā, ka seksuālā vardarbība tikai pieaugtu. Jo, ja seksualitāte ir tabū jautājums, tad pedofili tikai no tā iegūst. Dzimuma izglītības aizliekšana līdz ar to tikai kaitētu bērnu drošībai un uh, labiem apstākļiem. Vēl viena sekas būtu tas, ka profesionāli skolotāji varētu nepildīt savu darbu, ņemot vērā sankcijas, un tas būtu slikts signāls visai profesijai, radītu baiļu, vajāšanas atmosfēru. Citi varētu teikt, ka smagie sodi nezvai tiks piemēroti un likums tā netiks interpretēts, bet ņemot vērā agresīvo kampaņu ar grēkāžu meklēšanu un arī vēršanos pret LGBT kopienu Polijā pēdējo mēnešu laikā ir ļoti grūti ticēt tam. Un tāpēc no manas perspektīvas raugotos vislabāk būtu tad, ja priekšlikums tiktu atsaukts. Paldies! Thank you! Paldies! Divas minūtes Andresen kungam no zaļo grupas eh, Eiropas brīvās alianses. Cilvēkiem vajadzētu būt iespējai uzzināt par seksualitāti. Ja jauniešiem ir eh, jautājumi par savu seksualitāti, tad viņiem ir vajadzīgas atbildes. Un zinātnieki mums stāsta, ka ja 12, 13 gadu vecumā jauniešiem sāk rasties jautājumi par savu eh, seksualitāti, par mīlestību, par savu ķermeni, ir svarīgi sniegt atbildes jauniešiem. Ir svarīgi viņiem iemācīties pateikt nē un iegūt pašapziņu. Sliktākais, ko var darīt, ir aizliegt seksuālo izglītību. Uh, Ja mēs publiskās skolās aizliegsim uh, šādu izglītību, tad uh, cilvēki, jaunieši atbildes meklēs citur. Mums vajadzētu atbalstīt uh, vecumam piemērot seksuālo izglītību visās dalību valstīs. Mums vajadzētu atbalstīt līdztiesīgas tiesības LGBTI sievietēm un jauniešiem, kas dzīvot, grib dzīvot brīvībā. Polijas valdība grib radīt bailes. Tas ir pats sliktākais, ko var darīt ar jauniešiem. Viņi tad nevar dzīvot brīvībā un uzzināt par mīlestību un seksualitāti. Visvairāk cietīs jaunas sievietes un uh, uh, citi jaunieši, jauni, jaunas sievietes uh, un tā sauktie queer cilvēki um, uh, cieši visvairāk. Un polijas uh, likumprojekts ir tikai viens uh, virknē um, likumdošanas, kas uh, diskriminē sievietes. Uh, Mums ir uh, jāsolidarizējas ar sievietēm, LGBTI aktīvistiem. Uh, mēs viņiem sakām, ka mēs viņus atbalstām, un varbūt, ka polijas valdība vai tiesa lems par aizliegumu, bet Eiropas parlamentā mēs jūs aizstāvām. Minutes, Mrs. Paldies, eh, Andersons kundze, divas minūtes no ID grupas. Jā, labvakar. Šeit mēs runājam par eh, it kā seksuālās izglītības kriminalizēšanu Polijā. Tas, acīm redzot, ir polijas opozīcijas eh, priekšlikums, kas ir iekļauts darba kārtībā. Tiek uh, izdarīts mēģinājums uh, traucēt uh, strādāt polijas valdībai, kas ir demokrātiski leģitimēta, jo viss zinošais Eiropas parlaments, redziet, kaut ko citu domā par šo jautājumu. Te es runāju par eh, polijas eh, tautas suverenitāti, un tā ir nekaunība pret viņiem tā rīkoties. Var būt atšķirīgi viedokļi par to, vai valstī vai vecākiem būtu jāizglīto bērni seksuālā jomā, bet eh, taču skaidrs, ka uh, nevajadzētu uh, visādi seksuālās prakses uh, mācīt bērniem jau pamatskolā un iedrošināt viņus uh, ņemties un visādi nodarboties ar seksu ar jebkuru. Arī Vācijā seksuālā izglītība ir ieviesta un ir brošūras par to, kā bērni uh, Uh, osta viens otru dibenu, lai uzzinātu, kuram tad tas dibens ir. Te, te nav nekāda darīšana ar seksuālo uh, izglītību, tā ir tāda riepīga prakse pievērst mūsu bērnus seksam pēc iespējas agrāk. Um, tiek izdarīt mēģinājumi sagraut bērnu dabīgo kauna sajūta, bet uh, tas atver durvis um, pedofīliem jo eh, tādējādi ir vieglāk izvarot bērnus, un ar šādiem bērniem var darīt visu, ko viņi gribas, un tas izskatās ir mērķis kreiso ideoloģijai. Um, es apsveicu polijas uh, pilsoņus ar to, ka viņiem ir tāda valdība, kura sargā bērnus no šīs kreisās perversās ideoloģijas. Tie deputāti, kuri ar savu pieteikumu eh, šo punktu iekļaut darba kārtībā, viņiem vajadzētu eh, kaunēties, fuj, kaunieties. Dank. I, uh, I notice a blue card. Es redzu, ka ir zilās kārtas jautājums, bet eh, šīs ir runas no politisko grupu puses, un tur nevar uzdot zilās kārtas jautājumus. Zaļevskas kundze, pusotra minūte no Eiropas uh, konservatīvo un reformātoru grupas. Lūdzu. Panie Prevodničonce, panie. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, ar nožēlu man jāklausās šajās debatēs, jo tās ir balstītas uz meliem. Pietrona kungs melo komisijai un kolēģiem, jo polijas valdība uh, nekādā līmenī nestrādā ne pie kāda uh, likuma, kas aizliegtu seksuālo izglītību, ko minēja komisāra kungs. Otrā lieta, kas tiešām ir jānožēlo un par ko šeit ir uh, neskaidrības, ir tas, ka uh, ir tādi deputāti, kā piemēram Lukačevskas kundze, uh, balsoja par šo šī punktu iekļaušanu darba kārtībā, kaut gan mēs zinām, ka izglītība un arī seksuālā izglītība ir dalībvalstu kompetencē un nevis Eiropas Savienības kompetencē. Un visbeidzot, Polijā mums ir seksuālā izglītība. 1999. gadā tā tika iekļauta izglītības likumā. Un um, Šajā uh, izglītībā tiek ņemti vērā jaunieši, tiek runāts par mīlestību, par cieņu, par cieņu pret sevi, par savstarpēju respektu un uh, māca arī, kā rīkoties tādās sarežģītās un uh, kontroversiālās situācijās, un uh, tiek dots arī norādes uh, par to, kā um, aizsargāt sevi no tām idejām, ko izplata Bedronkungs. Tagad uh, Rodrīgas Palopkungs no goda grupas kundzes atvainojos. Paldies, eh, jūs saucat par to par pedofīliju, bet te nav runa par pedofīliju, eh, ko šeit vēlas panākt polijas valdība ar savu likumprojektu. Šeit ir runa par seksuālās izglītības kriminalizāciju, šeit ir runa par dominanci, par kontroli. Uh, Tādējādi tiek īstenoti uh, seksuālie stereotipi uh, un no tā cieši sievietes. Šeit ir runa uh, par to, ka katoļu baznīca cenšas atkal īstenot patriarchātu. Netiks vairs dota um, uh, informācija par uh, kontracepciju, piemēram, ir simtiem uh, gadījumu, kad uh, nepilngadīgie tiek seksuāli izmantoti, un arī LGBTI uh, kopienas pārstāvji um, cieši no tā polijā, daudziem ir arī domas par pašnāvību, tādējādi daudzi zēni un meitenes tiek apspiesti, un tas no tā cieši uh, eh, daudz jauniešu polijā. Tagad viena minūte uh, eh, Fitzgeraldas kundzei. Paldies! Pirms eh, divām nedēļām Briselēs tikos ar grupu no uh, grupu meiteņu, Uh, es ar viņām runāju par seksuālo izglītību un piekrišanu valstīs, no kurām viņas nāca. Neviena no viņām nevarēja pastāstīt, ka viņa būtu saņēmusi visaptvarošu seksuālo izglītību. Mums Eiropas Savienībā vēl ir daudz darāmā šajā jomā. Ja mēs Eiropā vēlamies tiešām nodrošināt patiesu dzimumu līdztiesību, uh, lai zēnu un meiteni saprastu savu atbildību un savu vērtību, mums ir jāvirz uz priekšu, jāizglīto vairāk mūsu jauniešu un nevis jābremzē šeit. Īrijā esmu guvusi pieredzi, ka um, tieši izglītības trūkums novad pie negaidītām satraucošām sekām, un tās ir diezgan postošas. Tiek uh, kavēta uh, veiksmīgu attiecību veidošana, un uh, Tas nāk par sliktu Eiropiem, š, Eiropas jauniešiem, ja viņi nesaņem uh, informāciju. Kas attiecas uz uh, šo te priekšlikumu par uh, uh, to, ka um, seksuālā izglītība veicina pedofīliju, tieši otrādi tas var jauniešus uh, labāk sagatavot, informēt par šiem jautājumiem un aizsargāt. Liekt uh, cilvēkiem Eh, piekļuvu šādai izglītībai, tas viņus padara ievainojamus ne tikai eh, jaunībā, bet arī vēlāk dzīvē. Šis priekšlikums nevar sasniegt tā nospraustu mērķi, proti uh, nodrošināt to, ka mazāk jaunieši nodarbojas ar seksu. Mums drīzāk ir e, jāpanāk, ka viņi to dara piesardzīgi, ja izlēmi to darīt. Un vienīgais veids, kā to sasniegt, ir ar patiesi visaptvarošu seksuālo izglītību. Es aicinu Polijas valdību nerīkoties tā, kā tā ir plānojusi. I'd like remind... Gribētu atgādināt, ka elektroniskā zilo kartīšu sistēma uh, Eh, ir eh, iedarbināta, tā tad varat arī to izmantot. Tagad vienu minūtu Rēgners kundzei lūdzu. Paldies! Seksuālās izglītības aizliegums eh, un ja Eh, skolotāji uzdrošinās informēt jauniešus par šiem jautājumiem, tad nākotnē viņiem ir jāreikinās ar piecu gadu cietumsodu. Jā, šīs ir tas šausminošais uh, likumdošanas priekšlikums, tas ir kauns, mums ir ar visiem spēkiem jāiestājas pret šo viduslaiku politiku. Eiropā ir vajadzīgs vairāk izglītības un apgaismības un vairāk uh, Uh, informēšanas uh, jauniešiem šajā jomā, un pie tā mēs strādājam. Viena no galvenajām uh, prasībām nākamā mēneša Nairobi samitā būs tieši tā, proti pieeja sociālajai izglītībai. Progress atpakaļ kāpšanās vietā, tāds ir mūsu moto. Cīnīsimies pret šo sieviešu tiesību samazināšanu polijā. Tagad divas minūtes Bilbao Barantikas kundze, lūdzu. Yes, Propuesta... Paldies, priekšsādātāji! Polijas eh, priekšlikums aizliegt seksuālo izglītību un kriminalizēt to iet pretrunā mūsdienu laika garam. Tas, ka bērni, piemēram, var uh, redzēt pornogrāfiskos uh, materiālus, uh, tas ir pretrunā veselēm saprātam. Polija ir ratificējusi Varšavas konvenciju, kas ir uh, par uh, diskriminācijas pārtraukšanu pret uh, sievietēm, un um, ir arī starptautiskās tiesības cilvēktiesību jomā, un ir jānodrošina pieeja informācijai par uh, seksuāliem jautājumiem. Pieredze pierāda, ka informēšana, mācīšana, uh, zināšanu sniegšana uh, palīdz eh, mums eh, labāk eh, izprast seksualitāti un tas, ka tiek teikts, ka runāšana par seksualitāte novadīs pie izvērtīgas rīcības, tas ir neprāts. Seksuālās izglītības programmā uh, Eh, ir eh, jāietver arī ap, stereotipu apkarošana, un eh, mēs šeit esam Eiropā, un šādu programmu kriminalizēšana iet pretrunā tam, kā mums būtu jārīkojas. Ir zilās kartas jautājums no Zalevskas kundzes. Vai jūs piekrītat uzklausīt jautājumu? Labi. Jūs pieprasījums ir noraidīts. Viena minūte Jākī kungam lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsādātājiem. Jūs runājāt par <clears throat> seksuālās izglītības kriminalizēšanu, bet neviens no jums vispār neko nav izlasījis. Bet jūs šajā brīdī faktiski izplata viltus ziņas, sagrozīt informāciju. Palasiet, pirmais pants. Jebkurš, kurš tātad veicina pedofīlu uzvedību ir pakļauts sodīšanai ar uh, brīvības atņemšanu vai arī brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem. un nekādā veidā te nav runa par izglītības procesa kriminalizēšanu, bet gan par tieši pedofīlijas uh, popularizēšanu. Un šāda norma, manuprāt, ir iekļauta vairumā dalībvalstu krimināla kodeksās. Tātad dalībvalstīm mēs noteikti varētu ieteikt patiešām izlasīt. Arī šeit Eiropas parlamentam vajadzētu rūpīgāk izlasīt šo projektu pirms uh, apvainot. Paldies! Paldies, piedošanu. Jums ir zilās kārtas jautājums. Vai pieņemsiet šo jautājumu? Lūdzu, jautājumu. Paldies! Tad no savas puses es tiešām nolasīšu, kas ir rakstīts šajā pamatojumā. Tas ir, mē, eh, ir plānots aizsargāt bērnus eh, pret nevēlamām praksēm, kas eh, izplatās polijā un ko izplata tieši seksuālā izglītība. Par ko jūs šeit īstenībā tad runājat? Tātad šeit runā par pedofīliju un netik, netik, netikliem skā, pieskārieniem. Uh, un kādā veidā tas saistīts ar pedofīlijas uh, eh, satura um, izskaušanu internetā. Manuprāt, jūs vienkārši pats uh, demonstrējat nezināšanu. Paldies. Jā, atbildēšu jums. Tātad jūs runājat par aizsardzību pret pedofīliju. Pret pedofīliju mēs cīnāmies ar likumu. Ja jūs neatbilstat šādu pārliecību kā pedofīlija e, pelnījusi sodīšu, sodu, nu, kā tas ir arī vairumā dalībvalstu, tad faktiski jūs tā kliedzat uz mani, jo vienkārši zinat, ka mana, man šajā gadījumā ir taisnība. Bieži vien cilvēki ir satraukti e, nērts patiesības priekšā, un tad viņi sāk apvainot citus. Un lūk, vēl cita dezinformācija ir tāda, uh, ka likums, ko ir virzījusi valdība, bet tāds nav. Tas faktiski pilsoniskā iniciatīva, kas ir virzījusi šo likuma projektu. Un pilsoņu iniciatīvas nevar vienkārši tā noraidīt pirmā lasījumā. Paldies! Tālāk Adamovičs kundze. Paldies! Nevēlos vēl vairāk uh, Mm, šeit kavēt jūsu laiku, nolasot dažādu veidu pamatojumu e, šim likuma priekšlikumam. Bet nu, tas, ko mēs dzirdam, un ko nu arī Jakīkungs, nu, viņš pats jūs maldina. Seksuālā izglītība tiek sajaukta kopā ar pedofīliju. Mēs saprotam seksuālu izglītību kā zināšanas, arī zināšanas par cilvēku ķermeni, ir medicīniska informācija, arī par seksuālo praksi, Un tas nav nekādā veidā, ka jūs jaunieši vienkārši pievēršat seksam. Vienkārši pilnīgi pretēji. Ja ir nezinoši jaunieši, tad viņi nodarbojas ar tādu bīstamu praksi un bieži vien pat, pat arī iegūt seksuālas infekcijas. Un līdz to, vai šāda nezināšana būtu labākais ceļš, vai vecāki izvēlētos šādu nezināšanas ceļu? vai viņi tomēr vēlas, lai bērni ir zinoši un izglītoti par uh, seksuālo dzīvi. Un ja mēs viņam nesniedzam šo informāciju skolā, kur tad viņi to iegūst? No pornogrāfijas? Vai jūs to vēlaties? Vai tomēr, lai bērni iegūst šo informāciju skolā? No skolotājiem, sagatavotiem profesionāļiem. Zalevskas kundze, vai jūs pieņemat jautājumu? Lūdzu, jautājums. Jā, ja, paldies. Man būtu šāds jautājums. Lūdzu, vai esat iepazinusies ar pamat dokumentu, kas tieši runā par uh, jautājumu pēc būtības? Ko tad uh, mēs, kas ir jau arī spēkajā poļu izglītības sistēmā par uh, ir mācība pār ģimenes dzīvi. Un jūs, ja izlasīsiet, tad ir zināsiet, ka te runā, ka šajā procesā piedalās gan ģimene, gan skola. Un sagatavojam bērnu jautājumā par ģimenes dzīvi, par seksu praksi. Līdz to tur ir runa arī par uh, izvairīšanos no slimībām. Tā ka tas jau faktiski ir šobrīd iekļauts izglītības programmās. Jā, paldies! Protams, es varu arī nolasīt šo pamatojumu, uh, un, kas ir jaunā likuma priekšlikuma pamatojums, un iespējams arī krimināla sodāmās darbības. Tātad, ja jūs, piemēram, arī kā skolotājs stāstat, ka ir kā, viss kārtībā dažādi veidi seksuālās prakses, un uh, arī tāpat jūs izglītot jauniešus par kontracepciju, par uh, seksuālām slimībām vispār par nobriešanu, pubertitāti un daudziem citiem jautājumiem. Ja jūs skaidrot šos jautājumus, tad jūs jau esat krimināli sodām. Tas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Es uh, vēlos norādīt, ja mēs vēlamies tiešām atbildīgi runāt par seksuālo izglītību, nu, mēs nevaram kaut ko tādu vispār pieļaut. Tas tam būs šausminošas sekas. Labi, Atgādināšu jums, ka mums ir spēkā arī elektroniskā sistēma, tad jums ir vēlme uzdot zilās kāds jautājumu, jūs to varat arī izdarīt, pieprasot to elektroniski. Paldies tālāk, Jodoru kungs. Paldies priekšsarētājiem. Nebija domājis, ka faktiski kaut kas tāds varētu notikt 21. gadsimtā. Esmu ārsts Un šie jautājumi ir jāskaidro. Tieši ar izglītību mēs varam novērst daudz slimības. Eiropas līmenī mums tiešām ir jāveicina tieši jautājumu izskaidrošana, izglītošana. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām visi iegūtu šādu izglītību un zināšanas, lai mēs labi saprastu arī, kas ir nepieciešams un derīgs bērniem. Nevar šo jautājumu atstāt uh, pašu ziņā. It kā uztaisīti par svētajiem un šāds jautājums vispār ignorēt. Tie ir nopietni spriedumi, kas ir pret sabiedrības veselību. Tas taču nav vispār pieņemams. Eiropas līmenī mums ir jādomā pilnīgi savādāk. Mums ir jāatbalsta jebkura veida izglītošanas institīvas. Paldies, ka tālāk Kalsbrokundze. Paldies priekšsēdētājiem! Polijas parlaments ar šādu likumdošanu tātad vēlas panākt, ka aizliedz seksuālo izglītību skolās. Un tā rezultātā tieši it kā aizbildinās, ka ierobežo pedofīliju. Bet tas taču pilnīgi absurdi salikt kaut ko tādu kopā. Kā jūs varat ielikt draudēt skolotājiem cietumsodu ja viņš izglīto bērnu par seksuālo praksi, nu tas taču vispār ir neiespējami. Kā vispār kaut kādas tādas lietas var salikt kopā? Bērns, kurš ir neaizsargāts, kas nespēj pats vērsties pret dažādu veidu seksuāliem uzbrukumiem, nu vienīgais, ko viņi var zināt, ir, kas vispār notiek. Un tādēļ jāsaprot, kas pirmkārt notiek viņiem pašiem, viņu ķermeņiem, un šāda veida izglītošana ir tikai ieguvums. Labi, šis ir tikai likuma projekts, bet mums tiešām ir satraucoši mm, kaut ko tādu vispār dzirdēt, un mums ir jāuzstāj, ka polijas valdība atsauc šādu priekšlikumu. Šodienas debats skaidri tomēr norāda, ka Eiropas līmenī mums jānāk par tomēr zinām likumdošanas kvalitāti un standartu ievērošanu. Paldies, Talakēms kundze! Paldies, priekšsarātāji! Nu, šis likumdošanas projekts, ko ir arī parakstījuši 275 tūkstoši polijas pilsoņu. Tā ka tā ir pilsoniskā institīva, nevis valdības institīva. Biedrunkungs, vai jūs šeit veicināt pedofīliju? Jo faktiski te ir tikai runa tikai par to, kā aizliegt pedofīlijas popularizēšanu Polijā. Par šo jautājumu tieši runā. Pedofīlija ir ļoti nopietns noziegums, kas ir vērsts pret bērniem, īpaši maziem bērniem. Uh, Un ja jūs tā to sākat aizstāvēt, nu jūs tieši to darat tagad. Tā kā faktiski jūs pārkāpjat uh, šīs robežas, un jūs arī pat veicināt šādu veidu uh, darbības. Un uh, neaizsargāt bērnus. Bedronkungs, jūs vairāk nevarat šeit maldināt Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments ir ļoti nopietna cienījama iestāde. Tātad šis likumdošanas projekts ir tikai un vienīgi par pedofīlijas uh, popularizēšanas aizliegumu un nevis par kaut ko citu. Mēs cīnīsimies par savu bērnu aizsardzību. Bērnu pamatu, pamats ir ģimene. Un saskaņā arī ar Polijas konstitūciju tieši ģimene audzina bērnus. Vedrona kungs vēlas jums uzdot jautājumu, vai jūs pieņemat viņu jautājumu? Nē. Arī Amadomovičs kundze vēlas jums uzdot jautājumu. Nē, noraidu. Labi, tālāk, Džons kundze. Paldies priekšsādātājiem. Kingom, kungs. Te vairs nav runa par izglītību, bet gan par vienlīdzību, cilvēku cieņu un bērnu tiesībām. Tās ir pamattiesības un brīvības, kas ir nostiprināts Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Viens no sabiedrības pienākumiem ir arī izglītot bērnus par arī eh, veselību un veselīgām attiecībām. Par to, kā mēs mācām bērniem veidot cienpilnas attiecības, arī ievērot zinām drošību un um, visu šīs svarīgās lietas. Tādēļ mums Eiropas Savienības līmenī ir jādara viss, lai jaunieši būtu izglītoti, lai viņi saprastu, kas notiek viņu ķermeņiem, kādas ir viņu tiesības un kādas ir viņu arī autonomās pašnoteikšanās tiesības. Ja to liedz, tas kādā ziņā ierobežo bērnu tiesības. Uh, Tālāk, ja mēs pat arī jau pieredzam, ka 21. gadsimtā kāds ir gatavs arī krimināli sodīt skolotājus, uh, kas uh, nonāk pretrunā ar dažādiem veidiem ideoloģiskiem viedokļiem, tas ir tiešām nepieņemami, un tas tiešākā veidā ierobežos arī sieviešu tiesības polijā, un pārkāps arī polijas saistības starptautiskā līmenī par sieviešu tiesībām, kas ir nosprināts jau Stambuls konvencijā. Te nedrīkst sasaistīt šo tēmu ar kriminālu vajāšanām. Te ir jānodrošina, ka arī viss minoritātes, arī seksuālās minoritātes bauda aizsardzību un cilvēku cieņu. Paldies! Jums jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Nē, jautājums nav noraidīts. Tātad tālāk Maksovas kundze. Paldies! Seksuālā izglītība Polijā ir kļuvusi ļoti konservatīva. Ir atļauts runāt tikai par ļoti nelielu jautājumu skaitu. Un uh, pārējo visu atstājam ģimenes ziņā. Tad jauniešiem faktiski šī informācija jāmeklē YouTube, lai saprastu, kas vispār ir, uh, kas notiek. Bet, uh, nu, bieži vien šie nepārbaudīti nedroši avoti. Uh, Un lūk arī šis likumdošanas priekšlikums, kas, var, kas paredz par piecu gadu cietumsodu skolotājam. Un norāda, ka seksuāla izglītība ir draudz. Nu, bet, eh, un vēlas arī apklusināt jebkura veida opozīciju šādai op, eh, noraidījumam. Mēs redzam, ka mēs runājam arī Rubiks runāja savulaik par uh, Eh, seksuālo praksi, kas dot arī lielu baudu. Mm, bet tagad eh, šādu izglītošu grāmatu var iekļaut melnajā sarakstā. Un autoru un jebkuru, ja kurš vēlas izkarot seksuālos jautājumus, var nosaukt par pedofīlijas eh, popularizētāju un kriminālu sodīt. Seksuālā izglītība vairs neparādās kā izglītojošs priekšmets mācību programmās pēc seksuālā izglītība ir jānodrošina, nevis tā jāizslēdz. Jo tikai pateicoties tā, ja mēs varam panākt arī dažādu veidu seksuālu slimību ierobežojumu un nevēlamo prākšu ierobežošanu. Mums, kā Eiropas parlamentam, tiešām ir jāizrāda uh, atbalsts visiem drosmīgiem cilvēkiem Polijā uh, un jāparāda skaidrs savs atbalsts. Paldies! Krasnodevski kungs vēlas jums uzdot jautājumu. Vai jūs pieņemat viņu jautājumu? Maksovs kundze, vai pieņemat jautājumu? Do you accept a blue card question? Vai jūs pieņemat, esat gatava pieņemt zilās kartas jautājumu? Nē. Labi, turpinām. Tālāk Višņevskas kundze. Paldies, dāmas un kungi. Eiropas parlaments šodien runā par likumdošanas priekšlikumu kas iesniegts eh, Polijas parlamentā un ko ir inicējusi e, eh, pilsoņu kopa. Tas nav valdības likumdošanas priekšlikums, tas lūdzu jums jāapto prātā. Un šis likumdošanas priekšlikums eh, iek, iekļaut četrus punktus. Viens ir par pedofīlijas kriminalizēšanu, un noteikti paredz sodus kuru saprot visi un gatavi arī atbalstīt, izņemot Bedrona kungs. Tālāk, kurina par publiskošanas praksi, par to, kā e, e, skaidrotu e, bērnu seksuālie kontakti ar bērniem. Trešais punkts ir dažādu veidu seksuālo kontaktu popularizēšana par mazgadīgajiem, jeb nepilngadīgajiem. Un šie, šīs, šīs lietas ir par eh, kriminālu sodāms un nekas cits. Un līdz ar to biedrons šeit melo un maldina. Jums ir cilvēks kāds jautājums, vai pieņemsim? Lūdzu, jautājums. Nav mikrofona, diemžēl. Jūs savukārt maldinat parlamentu. Jūs un jūsu partija tieši balsoja, lai atbalstītu šo likumdošanas priekšlikumu. Tātad jūs taču valdat arī Polijā, nevis kaut kādi marsieši. Tā ir uh, Polijas valdības institīva, kādēļ jūs te maldinat parlamentu. Biedrona kungs, pareizi teikšu visam skaidri, lai jūs beidzot saprotat. Šī ir pilsoņu iniciatīva, nevis valdības iniciatīva un likumdošanas projekts. Es saprotu, ka jums vispār nav izpratnes par likumdošanas gaitu. Tas, ko jūs šobrīd eh, skaidri apliecināt, ka jūs vienkārši neko nezināt. Jūs nezināt, kā darbojas Polijas parlaments un tagad darboties Eiropas parlamentā. Priekšsēdētājs lūdzu atturieties no sastarpiem apvainojumiem. Tālāk viņš ir skundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisār eh, Kings. Mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd jau ir 2019. gads, un jautājums ir par seksuālu izglītību Polijā. runāt sāk vēlreiz, jo, diemžēl, nedarbojas angļu valodas tulkojums. Priekšsādātāji, komisār King, mēs dzīvojam 2019. gadā, un Eiropā ir reģionu Eiropā. Un pirmkārt, runa jau bija par abortiesībām, tālāk, lūk, mēs redzam arī par seksuālu izglītību polijā, ko polija vēlas aizliegt. Polija faktiski nevēlas vispār seksuālo izglītību savā skolās. Uh, Un, ja kāds iedrošinātos tomēr ko skaidrot, viņam draudz cietumsots. Mēs tikai redzam, cik milzīgi konservatīva nostāja ir e, nostiprinājusies Polijas valdībā. Un, ja līdz to pasaka, ka jebkurš, kurš vēlas arī izskaidrot jauniešiem, kas notiek ar viņiem, kas ir seksualitāte, uzreiz tiek e, pie, pielīdzināts pedofīlijas atbalstītājam, nu tas ir uh, maldinoši. Uh, Tieši pretēji seksuālajie jautājumi izglītošana palīdz novērst dažādu veidu bīstamas situācijas. Līdz ar to jaunieši apzinās, kas vispār viņiem notiek, un viņi ir gatavi pieņemt paši. Uh, tad viņi ir zinoši. Mēs nedrīkstam šeit katrā ziņā iet atpakaļ, mums tiešām jāvirzās tālāk, arī izglītot jauniešus, lai nodrošinātu visiem šīs zināšanas par seksualitāti. Paldies! Jums, Zaļevskis kundze, vēlas uzdot jautājumu. Krasnodevskī kungs vēlas uzdot jautājumu. Labi, tad tālāk. Arī vēl Jākēna kundze, vai jūs pieņemat šos jautājumus? Nu, trīs lietas labas lietas, un uz visiem saku nē. Labi, jā. Līdz to esam izsmēluši runātāju sarakstu. Tālāk sako brīvais mikrofons. Mrs. Šoidrovā. Šoidrovs kundze, lūdzu. Děkuji za udělení slova, kolegyně a kolegy. Paldies par iespēju izteikties, kolēģi. Es nepiekrītu tam, ka seksuālā izglītība polijā jāapspriež Eiropas līmenī ja ir lieta, par kuru jāuztraucas un par ko jādiskutē šeit parlamentā, tā būtu bērnu pasargāšana no ļaunprātīgās izmantošanas. To cilvēku pasargāšana, kas eh, ir pakļauti spiedienam, un eh, pārāk daudz eh, seksualitātei televīzijā, internetā. Uh, kamēr mēs te dzirdam, ka cilvēki netiek informēti par eh, to, kas notiek ar viņu ķermeņiem, tā nav patiesība. Bioloģijas eh, stundas, vispār skola, viņi par to visu tiek informēti, ģimenēs viņi var par to runāt, um, ētikas eh, stundas. Um, un um, man, mani satrauc, ka seksuālo izglītību nošķir no uh, izglītības ģimenēm. Tā kā es esmu pret šo tā saukto seksuālo izglītību. Es saprotu, ka daudzi no jums ir norūpējušies par daudziem citiem avotiem, kur šo informāciju var smelties, tā kā internets, pornogrāfija, bet uh, tas ir vecāku mērķis un uh, uzdevums pasargāt bērnus. Tā kā ļausim uh, vecākiem pildīt šo funkciju. Krasnodebska kungs. Paldies! Es esmu piedalījies daudzās diskusijās šeit parlamentā, bet šīs debates tiešām ir ārkārtīgi dīvainas. Mēs runājam par lietu, ko nemaz nepārtulkoja citās valodās eh, šo likumprojektu. Tas ir pieejams tikai poļu valodā. Tātad lielākoties deputāti, kas šeit uzstājās, nesaprot, par ko viņi runā. Viņi nerunā par likumprojektu polijā, jo viņi nemaz nepārzina kontekstu. Tad tāds beznosacījuma refleks, kas jums ir īstenībā, tas ir viens piemērs, kā var kritizēt polijas valdību neatkarīgi no temata. Varbūt uh, turpmāk kontekstam, uh, ja vēlaties diskutēt, tad izlasiet iepriekš dokumentāciju, un tad uh, mēs varam risināt nopietnas debates. Tas ir mans aicinājums, un neticiet demagogiem. Sokola kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Un kā mēs visi zinām, izglītība ir uh, ārkārtīgi svarīga dzīves joma. Tā definē mūsu uh, dzīvi, dzīves jēgu, vērtības, arī politisko situāciju. Izglītība uh, aizvien vairāk kļūst politizēta. Uh, un uh, tas nav nekas jauns. Atskatoties vēsturē, atrodam to pašu, un tas nav nekas labs. Var atcerēties totalitārus uh, laikus, un mēs aizmirstam, kas ir svarīgs. Izglītībai jābūt balstītai uz zināšanām un zinātnes. Tā tad es uh, aicinātu jūs nerunāt par izglītību no ideoloģijas skatu punkta. Mums jābalstās uh, uz faktiem, jāprezentē fakti un tad jāpieņem informēts lēmums. Šis likumprojekts mums tas ir jāizpēta, jāizlasa, lai pieņemtu lēmumu. Tātad jārunā par faktiem, nevis ideoloģiju. Paldies, un tagad Polčak kungs viena minūte. Paldies priekšsādātāji par vārdu. Esmu pārliecināts, ka izglītība ir tā labākā opcija. Runājot par visu, kas saistīts ar veselību. Lūk, tas, eh, tas ir pretstats eh, tumsonībai, eh, seksuāli transmisīvajām slimībām, izvarošanai, neplānotai grūtniecībai, abortiem. Lūk, tas viss notiek, jo trūkst informācijas. Es uh, vēlos pieslēgties uh, kolēģei, kas uh, runāja par labu izglītību, un tad daži kolēģi nevēlēs atbildēt uz lās kartas jautājumiem, nevēlēs diskutēt, bet, bet ir labi. Uh, par to diskutēt. Un es uh, ceru, ka nākamreiz uh, valdība mūs varēs informēt, ka šis likuma projekts tika noraidīts. Paldies! Līdz ar to brīvais mikrofona procedūra tiek uh, pabeigta. Balsosim novembrī mm, pirmās īsās sesijas ietvaros. Nākamais ir komisijas paziņojums par vētrām Eiropā īpaši Uh, smagām lietusgāzēm Spānijā un viesuļvētram Azoru salās. Uh, komisārs Kings, komisijas vārdām lūdzu komisārs Kings. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisija, uh, protams, apzinās, kas notika Spānijas dienvidaustrumos, plūdi, nokrišņa lietusgāzes un arī viesuļvētra Lorenzo Azoru salās. Un uh, mēs jūtam līdzi visiem cietušajiem, protams, arī uh, cietušo ģimenēm. Komisijām meklē iespējamus risinājumus sadarbībā ar Portugāles iestādēm. Eiropas Savienības solidaritātes fonds um, palīdz reģioniem, kurus uh, skar dabas katastrofas. Uh, Finansiāla palīdzība tiek sniegta rekonstrukcijai, sanācijai, un e, tiešām jau tikāmies ar Valencijas reģionu iestādēm un Azoru salu iestādēm, lai izskaidrotu kritērijus un nosacījumus, lai aktivizētu solidaritātes fonda līdzekļus. Spānijas valdība nesenajā vēstulē komisijai paziņoja par savu nodomu piemērot solidaritātes fonda sniegto palīdzību, kad viņi būs izvērtējuši nodarītos postījumus. Ja, tātad viss tiek iesniegts uh, saulaicīgi un uh, komisijas uh, pārbaude liecina par to, ka visi kriteriji ir izpildīti, tad komisija piedāvās zinām summu, palīdzībai, kas būs jāapstiprina gan šeit palātā, gan padomē. Tā šie līdzekļi ir reģionālo katastrofu kategorijā, un mēs varam runāt par 2,5% no visiem nodarītiem postējumiem. Turklāt mēs varam palīdzēt ar rekonstrukcijas darbiem. Un arī šeit, uh, uh, ja, ja daži nodarītie postījumi skar lauksaimniecības sektoru, mums ir lauku attīstības politika. Un arī šeit uh, mēs atjaunojam lauksaimniecības ražotspēju, ko, um, kas ir cietusi dabas katastrofu rezultātā, un mēs esam gatavi arī šeit palīdzēt rekonstrukciju un arī preventīvu, preventīvām darbībām. Tā kā arī šeit varam palīdzēt lauksemniekiem Portugālē. Un, lai kompensētu uh, ražotājus, kas ir uh, cietušie plūdu un uh, lietus um, gāžu dēļ, arī šeit varam atceramies, ka arī valstis var piedāvāt tiešu palīdzību. Tā kā uh, Cerams, ka varēsim mm, palīdzēt eh, tiem, kas ir cietuši šo katastrofu rezultātā. Labi, tad turpināsim ar eh, grupu eh, paziņojumiem, un pirmā būs EPP grupas pārstāve Benhumē Benhumē. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos atzīmēt ka tikai šorīt eh, šis punkts tika ielikts darba kārtībā, un um, tas ir ļoti svarīgi. Paldies jums par to! Spānijas valdība izvērtē postījumus, kas nodarīti Mursē, Valencijā un Almērijā eh, pēc um, šiem smagajām lietusgāzēm eh, starp 12. un 15. oktobri Spānijā ko es vēlos eh, kritizēt, ir eh, Sančesa valdības eh, pasīva darbība. Viņi joprojām nav aktivizējuši solidaritātes fondu Mursijai. Noteikti pilda visus kritērijus un uh, ir tiesīga saņemt šo atbalstu. Diemžēl seši cilvēki zaudēja dzīvību. Postījumu aprēķinājumu 500 tūkstošu apmērā un citā reģionā 900 tūkstošu apmērā. Tā tad eh, ir vēl vairāki reģioni, kur nodarīt smagi postējumi un iestādes neko nedara. Viens no mūsu pamata principiem ir solidaritāte. Un solidaritāte jāfunkcionē šādos apstākļos pilsoņiem, kas ir cietuši jāpalīdz viņiem, jāzina, ka viņi var uz mums paļauties. Tā tad es aicinu gan padomi, gan dalību valstis uh, darīt visu, lai aktivizētu solidaritātes fonda atbalstu. Mēs uh, redzējām šīs uh, lietus gāzes arī Katalonijā, um, Baleāru salās, un mums jārēģē ātri. Nevar gaidīt nedēļām ilgi gan Portugāla, gan Spānija. Abas valstis ir cietušas, un mums e, jāsniedz palīdzību pēc iespējas ātrāk. Paldies, un tagad Rodrīgas Piņēro kundze es un Dēvārdā. Ar mikrofonu lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Man arī liels prieks par eh, šīm debatēm šovakar, bet man ļoti žēl uh, dzirdēt, uh, ko teica EPP pārstāve. Plūdi un um, lietus gāzes uh, nevar izmantot, lai uh, kritizētu uh, vēlēšanu iznākumu Spānijā. Visi dara, ko var. Nacionālā valdība, reģionālā valdība. Um, pašvaldības eh, visi eh, aplēš eh, nodarītos postījumus, un jūs varat iedomāties, cik tas ir sarežģīti. Mums jāatceras, ka klimata pārmaiņas ir galvenais cēlonis šim augstiem laikam, kas skar gan Balēru salas, gan Mursiju, gan Valenciju, Riohas reģionu, Navāras reģionu, Madridi un arī citus reģionus Spānijā. Nu, klimata pārmaiņas ir pie vainas un e, mums e, tās ir jāapkaro, izmantojot visus resursus. Protams, arī mūsu pilsoņiem ir jāpalīdz pašreizējā situācijā tieši tad, kad viņi visu zaudējuši, viņiem jāvar uz mums paļauties. Es eh, aicinu izmantot Eiropas fondu līdzekļus, eh, lai mm, veiktu nepieciešamas investīcijas, lai eh, šīs katastrofas neatkārtotos turpmāk. Nevaram pieļaut, ka vidusjūras reģions cieš no sausuma, plūdiem, lietus gāzēm, viesulvētrām notiek arī augsnes erozija visu šo katastrofu rezultātā. Un uh, mums jārīkojas preventīvi, un vis, uh, visa šī sarkanā trauksme, nu, tai nevajadzētu kļūt par rutīnu. Paldies! Tagad solis Pēres uh, riņģu grupas vārdām. Jā. El pasado septiembre Pagājušo septembrī Spānijas eh, dienvida austrumi eh, cieta mm, pārcietais smagāko katastrofu kopš 1842. gada. Eh, smagi plūdi, lietusgāzes, seši upuri, vairāk par 200 evakuētiem, infrastruktūras postējumi Tātad postījumi nodarīti 25 eh, pašvaldības, 3000 eh, eh, hektāru lauksaimnieciski izmantojamas zemes nopostīti. Tātad lauksaimniecībai nodarīta milzīga skāde un arī vienreiz ekosistēma cietusi, ko tiešām mm, esmu centušies pasargāt. Tātad gan ekonomiskā, gan vides. Um, Eh, katastrofa tā bija, un um, tagad uh, jātiek galā ar konsekvencēm pēc šī negadītā augstuma. Eh, cilvēki zaudēja gan dzīvību, gan uh, mājas. Daudziem bija jāpārvācas, notika evakuācijas, un uh, tagad Visām dalību valstīm jāapvienojas un jāpalīdz cietušajiem. Nu, tagad uh, Spānija un Portugāla ir cietušas, bet uh, rīt tas var skart visu Eiropu. Tā nav problēma, kas uh, pazudīs. Mūs jau brīdina par nākamo uh, viesuļu vētru, kas sāka veidoties. Tātad jātur līdzekļi pie rokas kaut kur gatavībā šie solidaritātes fonda līdzekļi un um, jāizveido buferis ar šo līdzekļu palīdzību, lai, kad notiks nākamā katastrofa, mēs būtu gatavi. Paldies, Dre Ostokungs, uh, ideja vārdā. Paldies uh, priekšsādātājiem. Es vēlos paust solidaritāti upuru ģimenēm un arī visu cietušo, uh, visiem cietušajiem un viņu ģimenēm. Tātad uh, katastrofas kāra gan Spāniju, gan Portugālu, protams, lielākoties. Uh, tas vēlos. Uh, atgādināt par ugunsgrākiem Spānijā pirms uh, dažiem gadiem. Daudz, ļoti, daudzas ļoti lielas, milzīgas summas tika atvēlētas toreiz, lai palīdzētu um, ar rekonstrukciju. Uh, tas viss uh, izskaidrojams klimata pārmaiņām, un klimata pārmaiņas ir antropogēnas vismaz daļēji. Uh, Arī piesārņojums spēlē svarīgu lomu. Komisija, dalībvalstis un arī parlaments apņemas īstenot šo jauno zaļo kursu, un es ceru, ka tas tiešām dos augļus. bet, lai panāktu ilgtspējīgus rezultātus, būs nepieciešams desmit gadus, un tajā laikā noteikti piedzīvosim aizvien vairāk līdzīgu katastrofu. Ir palielinājies, paaugstinājies plūdu risks, un um, uh, mēs arī redzam, ka mainās ainavas pieaugot šim plūdu riskam. Tas, ko dalībvalstis dara šobrīd, uh, nepietiek. Dalībvalstīm vajadzētu īstenot projektus, lai atjaunotu uh, dabīgas dzīvotnes, eh, nevajag vēl vairāk sagrozīt eh, dabīgas ainavas, eh, nedrīkst pieļaut nelikumīgas celtnes blakus upēm un ūdeņiem. Un tiešām vajadzētu kaut kā sākt efektīvāk kontrolēt plūdus, kas kļūst aizvien postošāki. Paldies, Vilanēva Ruiz, tagad goe NGL vārdā. Paldies! Mēs runājam par plūdiem un to sakam. Un tagad eh, cīniski šādi komentēt uh, situāciju, kā to darīja spāņu populistu um, pārstāvis, ņemot uh, vērā viņa nostāju šajā jautājumā. Runājot uh, par šīs partijas uh, darbībām, viņi ir atbildīgi par attīstības projektiem, kas um, nodarījuši milzīgu postu dabai, videi. Un um, tieši viņiem beidzot jāatzīst um, klimata pārmaiņu ietekme. Mēs nevaram uh, pieļaut, ka viena un tie paši cilvēki visu laiku uzņemas um, izmaksas. Uh, Navāra, Mursija, Valencija, citi reģioni cieš, un valdība neko nedara. Mums ir nepieciešama jauna, drosmīgāka valdība un uh, efektīvāka resursu uh, pārvaldīšana, īpaši runājot par ūdeni. Paldies. Tagad Fernandeša kungs pusotra minūte. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsādātāji. 12. oktobrī Azoru salas eh, pārsteidza viesuļvētra. Tur eh, tika nodarīti milzīgi postījumi. Azoru salas eh, sastāv no uh, deviņām uh, salām un uh, viena no ostām ir ļoti svarīga, lai apgādātu Azoru salas ar uh, pamatprecēm. 190 miljoni ir postījumi, kādi ir nodarīti. Ir pagājuši 20 dienas un Portugāls valdība ir solījusi novērst postošās sekas. Uh, Ir svarīgi, lai katrs dotu savu ieguldījumu un arī, lai komisija rīkoties eh, nekavējoties. Solidaritāte ir eh, izšķirīgi svarīga un tā ir jāīsteno praksē. Un ja tiek eh, aicināts izmantot solidaritātes fonda līdzekļus, mums ir jānodrošina, ka komisija rīkosies nekavējoties un pildīs savus solījumus. Joprojām 3 miljārdi ir atlikuši mūsu daļā 2020. gada budžetā. Mums ir vajadzīgi resursi, lai palīdzētu eh, tiem, kur ir cietuši un eh, palīdzētu novērst postījumus. Šeit mēs runājam par attālinātu reģionu, kam ir vajadzīga īpaša palīdzība, jo tas saskars ar nebijušu situāciju. Pusotra minūte Karvaliešu skundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi, es eh, jau pirms divām nedēļām par to runāju parlamentā, tad, kad eh, viesuļvēta Lorenzo tikko bija gājusi pāri Azoru salām. Salas eh, ir būtiski izpostītas. Uh, un jau toreiz to varēja redzēt. Tagad mēs zinām, ka privātais un publiskais sektors ir būtiski cietis, šie postījumi ir milzīgi. Mēs runājam par eh, ļoti attālinātu reģionu, un tas ir skārs eh, visu sabiedrību. Kuģu īpašnieki uh, lauksaimnieki, veikalu īpašnieki ir cietuši un e, ir izmantoti reģionālie spēki, lai um, palīdzētu tiem, kas ir cietuši. Tātad reģionālā līmenī pasākumi ir veikti, bet es gribētu aicināt izrādīt patiesu Eiropas solidaritāti Azoru salām un sniegt nepieciešamo palīdzību. Palīdzībai ir jābūt ātrai un efektīvai, to jau teicu iepriekš, un to arī uzsveru. Tagad Androlai kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par lietus gāzēm un vētrām. Un, um, Šajā zālē mēs vairāk runājam par paziņojumiem, nevis par eh, reālu, reālu palīdzību. Un, diemžēl neviens vairs negaida Eiropas Savienības palīdzību. Kāpēc Eiropas Tautas partija gribēja šo darba kārtības punktu iekļaut darba kārtībā. Pēc divām dienām viņi balsos par eh, Eiropas komisijas piešķirto ārkārtas palīdzību. Un eh, tātad secinājums ir tāds, ka ir jāpēc eh, šīs debates, un tad, kad pēc divām dienām būs uh, jābalso par uh, palīdzības sniegšanu, tad uh, neviens no jums nebūs uh, šeit palicis. Ja jūs vēlties palīdzēt Azoru salām, tad izglābiet šo te dabas katastrofu fondu. Paldies. Tagad vienu minūtu Ferēras kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, viesuļvētras Lorenzo postījumi Azoru salām ir būtiski. Mājas ir nopostītas, daudz cilvēku ir palikuši bez mājām, ir uh, norauta elektrības vadi un tika izpostīta uh, tirzniecības osta. Tā bija osta, caur kuru tika Azoru salām piegādāta pārtika un degviela. Mums ir jāsniedz palīdzību tiem, kas ir cietuši, jo īpaši tiem, kas ir palikuši bez pajumtes. Mums, protams, ir arī jāatjauno infrastruktūra un tam uh, būs vajadzīgi simtiem miljonu eiro. Šī palīdzība ir jāsniedz pēc iespējas drīzāk. Laiks iet uz priekšu un uh, mums ir jāgūst mācības uh, attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu, lai varētu ātrāk rīkoties šādās situācijās. Ir jāpielāgo, jāuzlabo šī sistēma, kā var sniegt uh, palīdzību. Gan solidaritātes fonds, gan arī citi instrumenti ir jāpielāgo. Mums ir vajadzīgi ne tikai struktūra fondi, bet arī citi instrumenti. Nepārvirzīsim um, palīdzību no viena reģiona uz citu, bet laicīgi palīdzēsim tiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Paldies, tagad Novakova kungs, lūdzu. Uh, Lielas paldies priekšsādātāji. Es gribētu sākumā paust uh, savu visdziļāko līdzjūtību uh, tiem, uh, kuri zaudēja savus tuviniekus uh, Dienvidspānijas uh, plūdos. Es zinu, ka solidaritātes fonds nav ātrās reaģēšanas instruments, es to zinu, bet es uzskatu, ka ir uh, tomēr vēl iespējams uzlabot, lai palīdzību varētu sniegt ātrāk. Es zinu, ka Daudz ir darīts, lai uzlabotu to, kā funkcionē šis fonds un lai varētu ātrāk sniegt palīdzību plūdu vai citu dabas katastrofas skartiem reģioniem, bet es uzskatu, ka solidaritāte ir solidaritāte tikai tad, kad tā uh, tiek sniegta laikā. Palīdzība uh, par vēlu vairs nav palīdzība. Uh, Šeit, manuprāt, vēl joprojām ir daudz kas uzlabojams, un eh, gan tagadējā, gan nākamā komisija varētu pie tā strādāt. Es uzskatu, ka kohēzijas politika varētu tikt veidota tā, lai varētu palīdzēt šādos gadījumos, bet tādā līdzsvarotā veidā, jo operacionālo programmu visu laiku pārprogrammēšana varētu apdraudēt mūsu strateģiskos mērķus. Uh, Tātad solidaritātes fonds šeit varētu darboties daudz labāk, un šis parlaments varētu arī turpmāk uh, uzlabot šo fondu, lai labāk varētu palīdzēt mūsu pilsoņiem. Paldies! One minute, Mrs. Serda. Paldies, tagad minūte Sērdaša kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Eiropas Savienība ir izrādījusi uh, Eh, solidaritāti daudzām dalībvalstīm nesen. Es varētu tās visas nosaukt, bet eh, kas tad tiešām ir svarīgi? Eh, tie cilvēki, tad, kad Lorenzo traucās pāri Azoru salām, notika vairāk kā 250 negadījumi un daudziem cilvēkiem nācās pamest mājas. Lorenzo pilnībā izpostīja Lazustas flos, kas ir svarīga uh, Uh, osta Āzoru salu arhipelāgam. Un 330 uh, miljonu eiro apmērā ir izdarīta postījuma. Tātad vēlreiz gribu aicināt Eiropas komisiju izrādīt uh, solidaritāti, vienotību mums ir jāpalīdz cilvēkiem. Es gribētu aicināt ātri mobilizēt solidaritātes fondu Mums ir jādara viss, lai palīdzētu Azoru salu iedzīvotājiem, jo viņi ir tiešām pamatīgi cietuši. Tagad Amāro kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisār kungs. Mēs visi šeit uh, runājam par solidaritāti, šajā gadījumā solidaritāti, kas ir jāizrāda Spānijai un Azoru salām. Uh, Šis te vārds solidaritāte mēs visi uh, uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs vārds visās Eiropas politikās. Nesen mēs uh, dzirdējām, ka eh, komisārs uh, uzskaitīja veidus, kā varētu būt solidāri Un uh, godīgi sakot, uh, līdzīgi kā Fernando un Izabela teica, manuprāt, šeit uz spēles uh, ir liks kas vairāk. Tās nav tikai iespējas, tās ir arī iespējas, kas ir jāizmanto. Un es konstatēju, ka dažkārt um, palīdzība ir sniegta, bet tad, kad mēs runājam par cilvēkiem un uzņēmiem, kas ir cietuši, uh, Daudzi ir gājuši bojā, citi ir zaudējuši savas mājas un uh, vairs nevar uh, dzīvot savu ierasto dzīvi. Tad ir pienācis laiks izmantot solidaritātes fondu uh, praktiskā veidā. Tas ir jāizmanto tā praktiski. Portugāls prezidents vakar teica, ka To nekad nedrīkst aizmirst. Mēs katrā ziņā nepieļausim, ka tas tik, tiktu aizmirsts. Viena minūte Maldonado Lopes kundzē, lūdzu. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, um, es gribētu atbildēt uz uh, tautas partijas uh, kolēģa teikto. Mēs nespēlējamies šeit ar uh, cilvēkiem, kur ir gājuši bojā vai zaudējuši savus tuviniekus vai uzņēmējiem, kas ir zaudējuši savu biznesu. Valencija, Navāra, citi reģioni. Tur ir tik daudz cilvēku, kas cieta, piemēram, jūnijā 22 pašvaldībās bija uh, um, ielas, kurās uh, gāja bojā cilvēki, daudz uzņēmumi un uh, mājas uh, tika izpostītas un cilvēki tur vairs nevarēja atgriezties. Te mēs runājam par klimatu pārmaiņām un mēs esam uh, jau daudz ko nokavējuši, mums ir vajadzīgas atbildes. Uh, ja ir Spānijas uh, valdība un uh, pašvaldības un reģionālās valdības, bet arī Eiropas Savienībai. Šeit ir savs darbs darāms. Mums ir jāveido solidaritātes fonds Eiropas līmenī tā, lai mēs patiesi varētu palīdzēt mūsu pilsoņiem. Tagad Pizāro kungs vienu minūtu lūdzu. Obrigado, Paldies, priekšsādātāji. Viesuļvētra Lorenzo skāra Azoru salas un nodarīja milzīgs postījums, bet mums jāuzsver, ka tomēr nebija bojā gājušie. Un tas tieši ir pateicoties civilās aizsardzības dienestiem. Un šie te fiziskie postījumi bija būtiski, un daudz jau atsaucās uz uh, ostu, kas tika izpostīta. Tā bija ļoti svarīga, lai apgādātu teritorijas ar uh, degvielu un pārtiku. Portugāles valdība 13. oktobrī vērsās pie komisijas, un tagad ir pagājušas 20 dienas. Uh, mums ir jāstrādā kopā, lai uh, Uh, palīdzētu cilvēkiem. Tas nozīmē, ka ir jāaktivizē solidaritātes fonds, bet 2,5% uh, nav pietiekami, jo mēs šeit runājam par 330 miljoniem eiro posti, jo mums ir vajadzīga lielāka Eiropas solidaritāte. Eiropas Savienībai ir jāsniedz atbildi. Paldies jums visiem! Līdz ar to Mēs esam izsmēluši runātājs sarakstu un tagad brīvā mikrofona procedūra. Šoidrovs kundze, vienu minūtu lūdzu. Děkuji, kolegyně a kolegové, já nejsem ani ze Paldies, kolēģi. Es neesmu ne no Spānijas, ne no Portugāles, bet lūdzu vārdu, jo es zinu, ka klimata pārmaiņu un eh, ekstrēmu sausumu un eh, lietus periodu uh, ietekme ir kaut kas tāds, kas uh, skars visu Eiropas Savienību un ne tikai Eiropas Savienību, bet uh, visus kontinentus. Tātad visām politiskajām partijām uh, tagad ir pienācis laiks rīkoties. Neviena partija viena pati nevarēs šeit neko panākt. Solidaritātes fonds ir jāveido um, ātrāks, efektīvāks. Tas būs uzdevums jaunajai komisijai, kam tas būs jādara, kā jau kolēģi to aicināja. Bet es domāju, ka vienmēr ir uh, labāk rīkoties preventīvi, tas vienmēr ir lētāk un efektīvāk, tāpēc es piekrītu, ka Eiropas Savienībai uh, ir jābūt līderim uh, klimata pārmaiņu apkarošanā, un mums ir jācenšas uh, piespiest arī citi uh, veikt pasākums, piemēram, stādīt kokus, lai mazinātu šo fenomenu. Paldies! Mulțumesc mult, domnule președinte. Până una... Nākamais runātājs viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas solidaritātes fonds uh, kas taču ir jāizmanto šādos smagos gadījumos. Un šim fondam vajadzētu kļūt par to, kam tam bija jābūt, kā tas sākotnēji tika plānots. Tas taču ir tāds kā avārijas fonds, tad, kad šādas lietas, eh, katastrofas notiek, tad mēs eh, redzam, ka mēs nedzīvojam zem tādas stikla kupola, kas mūs aizsargā. Un tādas eh, katastrofas var uh, atkārtoties. Uh, Tie ir tiešām uh, dramatiski notikumi, ko piedzīvojam. Mums ir jāaizsargā arī meži, lai kaut kas tāds neatkārtojas. Mēs par to diskutējam arī Rumānijas parlamentā. No otras puses šeit tiek runāts par uh, cilvēku upuriem. Un šeit uh, komisijai tiešām ir um, jārīkojas. Šādās situācijās, šādos steidzamos gadījumos Mums ir vajadzīgi atbilstošie resursi, lai uh, varētu palīdzēt tiem pilsoņiem, kam tas attiecīgajā brīdī ir nepieciešams. Un tad runājot par prevenciju, par profilaksi, iedomājieties, ja mēs uh, neveiksim profilaktiskus pasākums, tad uh, neko arī nevarēsim panākt, neko nevarēsim novērst. Jādomā arī par lauksaimniecības politiku. Priekšsēdētājs lūdzu ievērot uzstāšanās laiku. Paldies, šīs debats ir noslēgtas. Nākamais darbkārtības punkts ir vienas minūtes runas saskaņā ar 172. reglamentu pāntu. Mr. Vinče. Vinčes kungs, lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Rumānijā e, ir bijis veiksmīgs neusticības balsojums un sociāldemokrātu uh, Uh, valdība ir kritusi un tagad ir uh, liels izredzes uh, izveidot pagaidu valdību. Līdz nākamajām vēlēšanām mums ir jāīsteno strikta politika, mums ir jānodrošina, lai darbotos arī reģionālās iestādes, mums ir vajadzīgs atbilstošas investīcijas un ir pienācīgi jāsagatavo vēlēšanas, bet mēs nevaram atlikt budžetu. Uh, Mums ir vajadzīgi pielāgojumi, jo saskanā ar uh, komisijas um, skaitļiem Bukarestes uh, valdība ir aizņēmusies vairāk naudas uh, no 17. līdz 20. gadam nekā um, finanšu krīzes laikā. Un tad pēc vēlēšanām mums būs jāķers klāt svarīgiem jautājumiem, kā veselība, izglītība, veselīgs dzīvesveids, ir jāatgūst uh, uzticība starp rumāņu vairākumu un ungāru uh, minoritāti. Mums ir jāīsteno dialogs, lai veidot Rumāniju par tādu valstu, kurie visiem ir uh, labi dzīvot. Roenas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tika jau teikts, ka nacionālisms nozīmē karu, protekcionisms ir tirzniecības karš, un tieši tā tas arī ir kopš pagājušās piekdienas, un mums ir uzlikti, uh, uzlikti tarifi uh, daudziem produktiem, un Spānijas uh, pārtiks sektors ir uh, skarts galda olīvas, vīns, cietīs no šiem netaisnīgiem tarifiem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izvēlēties šo te kara ceļu un um, tagad komisijai uzlikt atkal muitu, muitas tarifus. Um, tas arī nav risinājums. Mums ir uh, jāatrod veids, uh, kā pārtraukt šo tirzniecības karu. Es gribētu lūgt Eiropas komisijas palīdzību tieši vīna sektoram, kas uh, skar, uh, ko tas skar visvairāk, ir vajadzētu nodrošināt kompensācijas un palīdzību, jo šim sektoram būs vajadzīga palīdzība. Tirzniecības kari nav risinājums. Risinājums ir dialogs, kompensācijas un palīdzība. Mrs. Bilbao Marandika. Paldies, Magāma Marika Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Krīze Katalonijā nav viss jautājums par sabiedrisko kārtību. Protams, ka mēs visi noraidām vardarbību, bet piešķirtie cietumsodi ir jau zināms fakts. Un uh, mēs reāli redzam šeit politisku jautājumu. Un ir jāatrod dialogu iespēja uz jauniem pamatiem. Uh, Demokrātijā mēs nevaram darboties ārpus tiku, likumu rāmjiem, bet nevar būt tā, ka likums vienkārši apklusina cilvēkus. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai atrisinātu katalāņu jautājumu, kas ir kļuvis par Eiropas jautājumu. Mm, Eiropa saka balstīt daudzveidībā, un tādēļ pienāca pēdējais brīdis, lai Eiropa iesaistītos jautājumu risināšanā un panāktu tiešām empātiju, dialogu uh, un atbalstīt pilsonisko drosmi. Un jāatsakās no īstermiņa redzējuma problēmu risināšanā, kas tik daudziem patīk. Paldies, tālāk, Kavacīnī! Paldies, priekšsēdētāji! Šo jautājumu eh, tieši, ko es vēlos runāt, ir par, par modi un eh, šo nevēlamo praksi, e, ka mēs nevaram izsekot, cik lieli arī apģērbu industrija nespēja mums pateikt skaidru informāciju, vai, piemēram, man apģērbu izgatavošanā ir vai nav piedalījušies bērni. Tas tiešām nepieļaujama situācija. Ir jābūt skaidri informācijai, un līdz to mēs izslēgtu bērnu eksploatāciju. Ir jānodrošina, ka arī ir iespējams iegādāties arī tāds apģērbs, kuru ražošanā nav cietuši dabas resursi, nav izcirsti meži. Uh, Mēs dzīvojam 2019. gadā. Mūsu rīcē vēl tikai pavisam ne, maz laika, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Un tādēļ ir jānodrošina, ka visā apģērbu ražošanas ķēdē nodrošinām tomēr ilgspējīgu <clears throat> domāšanu. Tādēļ sadarbosimies, lai Eiropas Savienība spētu arī nodrošināt šādu piegādes ķēžu likumu. Paldies, tālāk, Tovaļērī kundzei. Paldies priekšsādātājiem. Iepriekš oktobrī, ko mēs jau redzējām, uh, 12. oktobrī uh, Sīrijas partijas pārstāvis nu, tika saplosīts. Uh, tas bija šausmīgs pie, signāls visai pasaulē kas notiek arī ar cilvēkiem, kas iestājas par cienām sieviešu tiesībām, par kurdu tiesībām, par irāku, ties, irākiešu tiesībām un par kristiešu tiesībām Sīrijā. Mēs runājam par situāciju, ka veidojas atkal no jauna islāma fundamentālistu valsts uh, Sīrijas teritorijā. Uh, Eiropa nevar vienkārši noskatīties to, un es aicinu pilnībā bloķēt jebkura veida finansējumu Turcijai. Mēs nevaram vienkārši noskatīties kurdu genocīdā. Jo kurdi ir bijuši vienīgā armija, kas var, uh, reāli cīnījās pret um, musulmaņu fundamentālistiem šie cilvēki bija vienīgā buferzona pret šiem mm, musulmaņu teroristiem. Paldies tālāk, Šabī kundze. Mēs eh, nesam piedzīvojuši to, kas ir noticis. Ja jūs neatceraties, kas notika pirms pieciem mēnešiem, nu, tas ir vienkārši, par ko mēs izrunājam, par ko mēs runājam, par mūsu kolēģi, katalāņu kolēģi, kurš tika demokrātiski uh, ievēlēts, tāpat kā mēs, bet kas nekad nav spējis šeit ierasties. Kāpēc gan neliegt referenduma iespēju? Viņi mēģināja vienkārši izdarīt šos vienkāršo lietu un organizēt referendumu. Bet te jau runa vairs nav par neatkarības jautājumu. Jautājums ir tieši par to, ka arī tieslietas tiek pakļautas politikai. Un šodien mēs nevaram būt pārliecība, ka mūsu prezidents nepaliks vienīgais, ka arī šī politiskā izreikināšanās neskars citus, kur ir demokrātiski ievēlēt šeit Eiropas parlamentā. Es pieprasu parlamentam rīkoties. Katru reizi mēs nerunājam šeit par Katalonijas brīvību, bet gan runājam par tiesiskumu, par pamatbrīvību nodrošināšanu, kas ir Eiropas mēroga problēma. Eiropas saimnība šobrīd vienkārši vairs nespējas turpināt savu darbību. Reslāra kungs, paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos runāt par tiem sasniegumiem, kas ir skaidri nodrošināti Eiropas Savienībā. Lai Horvāti arī varētu visus šos sasniegumus baudīt, mēs esam nodrošinājuši, ka pilnībā esam arī ieviesuši Schengens prasības. Bet šobrīd jāatzīst tā, ka vairāk nekā 6000 policijas darbinieku Horvātijas robežsargu tieši aizsargāja še, šo Schengens robežu. Un te nav runa tikai gan par ekonomiskām darbībām, bet par reālu Eiropas Savienības ārējās darbības aizsardzību. Tas nav tikai mūsu Horvātu interesēs, bet arī visu dalību valstu interesēs. Un tādēļ būtu tikai pareizi, ka Eiropas komisija pieņemtu lēmumu par tehnisko sagatavotību, lai Horvātija arī iestātos Schengens zonā. Tas ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem, un tādēļ nevajadzētu paļauties vienkārši tādiem nepamatotām politiskajiem spiedienam. Horvātija ir gatava Schengen zonai. Paldies, tālāk Ruiz de Veša. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi, godātie kolēģi! Eiropas nākotne. Nu, neapšaubāmi šis būs viens no nozīmīgākajiem jautājumiem arī mūsu parlamenta darbā. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs esam piedzīvojuši diezgan nozīmīgas izmaiņas Eiropas Savienībā. Piemēram, Brexit jautājums, migrācijas krīze, finanšu krīze. Viss šīs nopietnās krīzes mums ir likušas pārdomāt arī, kā darbojas Eiropas Savienība un tās iestādes un kāds ir mūsu rīcība politikas. Tādēļ pienāca īstais laiks tiešām uzsākt debats par Eiropas nākotni. Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāvirzās uz federālām struktūrām. Tātad Eiropas Savienībā, kurā vairs nav iespējams nacionālo dalībvalstu veto padomē un lai Eiropas parlaments varētu kļūt pilntiesīgu likumdevēju arī jautājumos par nodokļiem un arī daudzgadu finanšēšanas jautājumiem. Paldies! Paldies, tālāk Šimečkas kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es pārstāvu Slovākiju, un manā valstī mēs uzzinām šausminošu informāciju par to, kādas ir saites starp valsts tiesību sargājušām iestādēm, prokuratūru un tiesnešiem un kriminālo pasauli. Katru dienu nāk atklātībā kādi slepenie ieraksti, kas atklāja saiknes starp šiem tieslietu nozari un Jāna Kucaka nogalināšanu. Kā gan mēs varējām sagaidīt kā taisnību uh, un tiesu, ja atklājas šādas koruptīvās saiknes. Arī politiķi, kas ir iesaistījuši eh, krimināla procesā. Pēdējo mēnešu laikā ir atklājušies šī informācija tikai pateicoties pētnieciskai žurnālistikai un pētnieciskiem žurnālistiem, kas to ir izgaismojuši. Protams, Eiropas Savienība nevar nodarboties ar šīs krimināla lietas izmeklēšanu, bet es runāju par to, kā vispār Slovākijā notiek lietas, kur mēs virzamies it kā uz taisnīgāku, godīgāku sabiedrību, bet tieslietu sistēmas negodīgums ir diemžēl šausminošs. Ja nedarbojas tieslietu sistēma, mēs nevaram arī baudīt iekšējo tirgu. Nākamais runātājs Asam alaikum, sakrunātājs. Es nezinu, kā jūs tikāt eh, pie varas. Ja jūs varat ietekmēt vispār politiskos procesus 21. gadsimtā, tad jums ir jāvirzās vienoti pret klimata katastrofu. Un tādēļ vēlos pazitam skaidri. Eh, klimata taisnīgums nav atraujams no sociālā taisnīguma. Mēs runājam par globālo spēku. Uh, Un tādēļ mēs runājam par visneaizsargātākajiem, kas maksā par tām katastrofālām sekām, ko rada uh, pasaules līdzinā kārtība. Mēs redzam, tādēļ es atbalstu tos jauniešus, kas niec skolu, lai pieprasītu klimatu pārmaiņu politiku. Un arī Izra Hersī un Zieba Stīdo ir jauni aktīvisti, kas skaidri pierādījuši, ka viens cilvēks var panākt lielas pārmaiņas bet es arī skatos uz daudziem citiem, kas ir aktīvisti Dienvidu puslodē un kurus mēs nezinām. Draugi, mūsu lieta ir visas pasaules lieta, un mūsu uzvara ir kopējā uzvara, un mums ir laiks rīkoties. Mr. Pagdēlā. Pagdēlā kungs, paldies priekšsēdētājiem. Nu, tagad beidzas Junkera komisija, un tā bija katastrofa no visām perspektīvām raugoties. Un, nu, Fonderlejenes komisija uzsāka darboties, tagad Silvija Gulāra kandidatūra noraidīta Makrona valdībām droši vien pateicoties zināmā mērā arī amerikāņu lobbystu um, darbībām. Eh, Vanderlejenes komisija izskatās kā karikatūra, eh, uzbrīvo Eiropu. Šķiet, eh, ka tieši amatpersona no Vācijas var pārvaldīt visu Eiropu. Es um, Un nu, ļoti ceru, ka nākamā komisija tomēr pacelsies uzdevumus, uzdevu uzdevumu augstumos un parādīs, kas ir demokrātiskā Eiropa. Paldies, um, Lārsenes kundze. Paldies. Manā vēlēšanu apgabalā uh, nesen uh, tika izskatīta uh, lielās piekdienas vienošanās uh, neievērošana no Lielbritānijas puses. Īrijai nevajadzētu piekrist uh, tam, ko šobrīd ierosina, jo šo vienošanos neievēros uh, vēl vairāk īrijām. Ja Eh, ģimenēm jābūt eh, kopā un mm, jāvar atbalstīt eh, savu ģimenes locekli. Kā tas ir noteikts lielās piekdienas vienošanās, citādi pilsoņu tiesības netiek garantētas, un mēs nevēlamies, lai tas notiktu. Vozenbergas kundze. Uh, nākamam. Paldies 2015. Eh, gadam. Grieķija uzņēmās eh, vislielāko slogu, sadarbojoties Turciju, bēgļu uzņemšanām. Un tas sākumā it kā darbojas, bet uh, eh, Austrum Egejas uh, salās pēdējo mēnešu laikā ierodas uh, simtiem migrantu, cilvēki Grieķu salās protestē, Erdogans uh, to visu ignorē, Grieķija ir uh, izolēta, neskatoties uz jaunās valdības politiku, kas respektēs starptautiskās tiesības un cilvēku tiesības. Grieķija nevar palikt viena. Mums eh, jāizrāda solidaritāte. Valstis, kas ir eh, slāgušas savas robežas, eh, tām ir jāpārskata šī politika. Mums jābūt taisnīgiem un solidāriem. Paldies, Mavrides kungs. Paldies priekšsādātājiem. 2016. gadam pēc uh, valsts uh, uh, apvērsuma, vai drīzāk valsts apvērsuma mēģinājuma Turcijām. Es vairāk kārt esmu teicis, katru dienu, ko Erdogans paliek pie varas, um, tiek maksāta, tiek samaksāta milzīga cena. Un katru dienu šī cena kļūst smagāka. Uh, mēs piedzīvojam aizvien jaunus uh, noziegumus pret kuradiem, un runa nav par islāma valsti, runa nav par uh, uzticēšanos un neuzticēšanos, runa ir par uh, otomāņu uh, imperialistiskām ambīcijām, kas ir Erdoganam, ka viņš cenšas īstenot uh, etnisku ko tīrīšana nelegāli pārcelt iedzīvotāju grupas, kā tas notika 1974. gadā. Viņš turpina šo kriminālo politiku un um, beidzot uh, jāpiesaista Hāgas uh, kriminālais tribunāls. Nākamais runātais. Es uh, dzirdēju, ka Lielbritāniju sauc par impēriju. Uh, Uh, liela varu, kas, nu, ko nu neviens nevar kontrolēt. Es zinu, ka Eiropas Savienībā ir daudz trūkumu, bet tā nav uh, impērija. Tā ir partnerība, tā ir valstu savienība, un valstis kopā cenšas risināt problēmas, ko izolēti nevar atrisināt. Un, uh, mazas nācijas šādi tiek pasargātas, un uh, mēs apliecinām, ka kopīgi mums izdodas uh, labāk, uh, agrāk um, valstis ir cietušas izolētībā, un mēs nevēlamies, lai tas atkal notiktu. Lielbritānija cietusi Borisa Džonsona un, un referenduma rezultāta dēļ, bet man vēlētāji vēlas palikt. Uh, Eiropā. Viņi vēlas, lai Lielbritānija būtu par līderi Eiropas Savienību, nevis par to, kas atstāja Eiropas Savienību. Mēs mēģinām, bet, nu, lai kas notiktu, vai nu mēs uzvaram, vai nu mēs zaudējam, mēs aicinām kolēģus šeit turpināt uh, pilnveidot šo Eiropas māju un cīnīties par visu labo pasaulē. Paldies, Danukas kundze! Šorīt Rīgā pie Lietuvas vēstniecības mēs nodemonstrējam solidaritāti politisko ieslodzīto Algidas Balecka kungu, kas apkaroja fašistus Lietuvā. Viņš jau gadu ir cietumā. Viņu vajā par viņa pausto viedoklim par to, kas notika 91. gada janvārī. Uh, Algirdas uh, Paleckis uh, ir pazīstams vārds gan Lietuvā, gan Latvijā, un arī Rauls Romēvā, arī Žonkeras kungs. Um, vidusjūras reģionā, Katalānijā, viņu ļoti vērtē. Tātad mēs uh, vēlamies uh, parādīt, ko nozīmē cilvēku tiesības. Ja mēs atbrīvot visus šos politiskos ieslodzītos, nu, tas būtu labs pirmais solis, lai respektētu politiskās brīvības. Paldies, Čikārdi kundzem! detaļām. Masu mediji uh, runāja par um, Maltas migrācijas samitu 23. septembrī un uh, slavēja Maltas uh, vienošanos, bet kas tā bija par vienošanos? Tā bija īstenībā spēle, politiskā spēle kur ārlietu ministri izlikās, ka, ka viņiem izdevās kaut ko panākt. Runa bija nevis par um, mig palīdzību migrantiem, bet uh, vienkārši par to, kā uh, novelt no sevis šo atbildību. Āfrikā dzīvo vairāk par um, miljārdu cilvēku un uh, vai tiešām eh, visus varam uzņemt un vi visiem varam palīdzēt. Eiropā ir sava vērtību sistēma, savas tradīcijas, sava kultūra, Maltas eh, samita. Vajadzētu domāt par cilvēkiem, kas visvairāk pakļauti riskam šo migrantu ierašanās dēļ. Eiropai arī nepieciešama aizsardzība. Nākamais runātājs priekšsēdētājiem. Es uh, cenšos pastāstīt, kas notiek manā valstī, Slovākijā - korupcija, zaļumplaukst. Dienas gaismā nāca vairāki skandāli. Viens no tiem ir gorilas skandāls. Tika publiskoti vairāki ieraksti kur var dzirdēt eh, aizdomās eh, turamos eh, kāda žurnālista noslapkavošana un viņa līgavas noslapkavošana. prokuratūrai zināmi šo aizdomās turamo vārdi, bet nekas nenotiek. Tātad tas, kas šobrīd notiek Slovākijā, mm, cieši piesaistīts mm, šiem noziegumiem. Es ceru, ka mums izdosies Slovākiju glābt. Paldies. Sārukungs. 17. Uh, gada jūlijā Pēc S&D grupas spiediena EPP pārakstīja rezolūciju, aicinot komisiju īstenot rīcības plānu um, par um, HIV un AIDS um, apkarošanu. Uh, šis plāns uh, tika para, tad tika parakstīts lēmums, bet uh, pagaidām nekas nenotiek. Vairāk kā par 800 tūkstošiem eiropiešu ir inficēti, un daudzi nezina, ka viņi ir pārnēsātāji. Katru gadu tiek konstatēti 25 tūkstoši jaunu saslimšanu, un nekas netiek darīts. Mums uh, šī lieta nav jānoklusē, bet jāpasludina par prioritāti. Uh, Mūsu politikā nepieciešama es mēroga stratēģija. Citādi mēs uh, būsim slikti tautas kalpi, ja neizdosies šo plānu īstenot. Štefanuta. Štefanuta kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Livio Pop, uh, Rumānijas uh, pilsonis tika nogalināts um, Rumānijā, jo viņš centās aizsargāt mežu no uh, zagļiem. Viņš ir mežsargs tātad un vēl četri cilvēki ir nogalināti. Eiropas komisija šogad sastādīja ziņojumu, konstatējot, ka Rumānija gūst progresu cīņā uh, pret eh, nelegālo mežu izciršanu. Protams, ka progress tiek panākts, bet eh, ne patiesībā, ne dzīvē. Kādā reportāžā žurnālisti konstatēja, ka ir tāda kā piramīdas sistēma un 33% mežu izciršanas notiek nelegāli. Ko komisija šeit ir palaidusi garām? Eh, meži Rumānijā ir aizsargāti uz papīra, bet praksē eh, tie ir jāsargā ar cilvēku asinīm. Tiem, kuri vairs nav mūsu vidū, gribu izrādīt cieņu, viņi ir varoņi šajā te cīņā eh, starp naudu un dzīvību. Sokolu kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Retās slimības ir viena no lielākajām problēmām mūsdienu veselības aprūpē, jo dalībvalstīm šo slimību apkarošana ir ļoti dārga. Tas ir milzīgs uh, sloks, uh, ma īpaši mazām valstīm, kā piemēram Horvātijai. Mums ir uh, relatīvi mazs pacientu skaits, un mēs nevaram finansēt uh, milzīgas veselības aprūpas programmas, un tas novad pie um, nelabvēlīgas situācijas šiem pacientiem. Ko varētu darīt Eiropas Savienība? Eiropas Savienībai nav plašas kompetences veselības aprūpas jomā saskaņā ar 168. līguma pantu. Un tomēr tas nedrīkst būt attaisnojums, lai neko nedarītu. Tā tas ir, ka ir mainījies politiskais klimats, uh, Mūsu politiskā grupa, Eiropas Tautas partijas grupa, patiesībā ir uh, uzsvērusi veselības aprūpas prioritāti Eiropas Savienībā. Un mums tiešām ir jāpieliek pūliņi, lai definētu rīcības plānu un attīstītu stratēģiju Eiropas Savienības līmenī, lai parādītu, ka Eiropas Savienībai mērķis nav uh, tikai uzturēt sevi, bet ka mēs tiešām palīdzam Eiropas pilsoņām. Kristof kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi. Bulgārijā ir eh, bijis sadarbības un verifikācijas mehānisms, kas tiek piemērots eh, tieslietās un iekšlietās. Uh, Sākotnēji e, Bulgārijas pilsoņiem bija liels cerības uz šo mehānismu, bet tas izrādījās neefektīvs un secinājumi e, palika tikai uz papīra un nenes nekādas reālas izmaiņas. Pirms vietējām vēlēšanām manā valstī ziņojums e, par CVM būs vēl viena komisijas dāvana valdībai. Tas diskreditē visu šo te mehānisma ideju un arī Eiropas Savienību Bulgārijas iedzīvotāju acīs. CVM uh, eh, mehānisma izgāšanās tiks pasniegta kā eh, liela valdības veiksme, un tas tiešām ir nepieņemami. Paldies! Trofī kundze lūdzu. Viņa nav klāt. Eh, Saturī kungs lūdzu. Arī nav klāt. Cambelī kundze arī nav klāt. Černēcka kungs nav klāt. Roland kungs nav klāt. Bula kungs arī nav klāt. Bet es redzu Šoidrovas kundzi. Lūdzu, jums pēdējai vārds šodien. Jā, paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, Turcijas armijas invāzija Sīrijā tiks apspriest kā atsevišķs darba kārtības punkts, bet es gribēju pateikt, ka 70 eh, gadi ir pagājuši kopš eh, Vašingtonas eh, līguma parakstīšanas un ar to tika izveidots mūsu transatlantiskās attiecības, kuru rezultātā ir pieaugus drošība, bet tagad mēs vērojam satraucošu attīstību un Par to vajadzētu tiešām satraukties, jo Trumpa administrācijas rīcība ir novedusi pie tā, ka kurdi vairs nav aizsargāti Sīrijā un Eiropas Savienība. Par to nebija informēta. Mēs redzam, ka um, ASV administrācija nav ieinteresēta labā sadarbībā ar Eiropu. Uh, Tas ir tūvredzīgi, jo transatlantiskās attiecības nāk par labu abām pusēm. Līdz ar to runātais saraksts ir izslēgts, saka priekšsēdētājs. Nākamā sanāksme notiks rīt, 22. oktobrī, no 9. rītā līdz pustrījiem pēcpusdienā un no 3. pēcpusdienā līdz 9. vakarā. Darbkārtība ir publicēta un ir pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Gribētu pateikties visiem jums, komisāra kungs, par to, ka pievienojāties mums šovakar. Līdz ar to sēde ir slēgta.